frans il faut courir là maintenant. Bonjour, mes chers collègues. Labrīt, godātie kolēģi! Līdz ar to šo sanāksmi uzsākam. Ķersimies pie mūsu dar darba kārtības un pirmām kārtām Elenija Teo Karas un Franciska Gambu ziņojums, gada strateģiskais ziņojums par ilgspējīgas attīstības mērķu saīsinājumā IAM, jeb SDG īstenošanu un sasniegšanu. Un uzreiz došu vārdu pirmajai no referentēm, tev, Kāras kundzei, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs vēlamies, lai Eiropas parlamenta balss tiktu skaidri sadzirdēta, laikā, kad daudzpusējā sadarbība cilvēces labā un planētas labā, gan attiecībā uz klimatu pārmaiņām, gan solidaritāti un eh, mieru nevar tikt uzskatīt par, par, par sevi saprotamu. Līdz ar to mums ir jāķeras klāt gada strateģiskajam ziņojumam par to, kā tiek īstenot un sasniegt ilgspējīgas attīstības mērķi un šādu ziņojumu parlaments sagatavo katru gadu. Šoreiz šīs lietas ir vēl aktuālākas. kas saistās ar palīdzību, ko Eiropas Savienības sniedz saskaņā ar darbkārtību 2030. Šeit ir jārunā par daudzlīmeņu pārvaldību, iesaistot pilsonisko sabiedrību un pilnvērtīgu privātā sektora iesaistīšanu, lai nodrošinātu ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanu. Nepieciešama arī nepārtraukta uzraudzība, atskaita atbildība, uzraudzības instrumenti, kuri palīdz mums sekot notikumiem un attīstībai. Tie ir svarīgi, jo palīdz iekļauties starptautiskās sabiedrības stratēģijā dažādos līmeņos. Ar savu ziņojumu mēs eh, cenšamies nonākt pie visaptvarošas stratēģijas darba kārtībai 2030, lai varētu panākt ilgspējīgas attīstības mērķu integrēšanu politikā un mūsu aktivitātēs. Mums ir nepieciešams skatīt arī specializācijas jautājumus, ir nepieciešamas infrastruktūras izveidi. Visai šai politikai ir jābalstās uz atbilstīgu analīzi attiecībā uz to, cik tālu mēs esam pavirzījušies uz priekšu šo mērķu sasniegšanā. Mums ir nepieciešami rādītāji, kas ļauj izvērtēt ekonomisko un sociālo kohēziju lai mēs varētu konstatēt, vai e, mēs e, palīdzam nodrošināt ilgspējīgu attīstību. Un tāpat arī ir jāanalizē trūkumi e, esošajā politikā, lai konstatētu, kur ir problēmas, kas ir jāatrisina. Mums ir jānoskaidro, kādi ir plāni, lai sasniegtu darbkārtībā 2030 nospraustos mērķus. lai varētu izpildīt šos mērķus attiecībā uz katru gadu ceļā līdz šim termiņam. Tie mehānismi un instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, tiem ir jāpierāda savu efektivitāti, lai mēs varētu panākt nepieciešamo eh, integritāti Eiropas Savienībā ir jādara viss iespējamais, lai mudinātu trešās valstis virzīties uz priekšu. Un noslēgumā vēlos paust to, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vadošai šajā procesā globālā mērogā mums ir jābalsta ilgspējīga attīstība visu labā, bez diskriminācijas, un neatstājot nevienu novārtā. Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Gāmušu kungam lūdzu. Muchas gracias, presidenta, señor. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, kungs. Vispirms vēlos pateikties tev, Kārus kundzei, tāpat arī ēnu referentiem, NV un DV komitejās par konstruktīvo atmosfēru, kas ļāva mums vienoties par šo tematu, kas mums ir svarīgs visiem ilgspējīgas attīstības mērķi. Vakar mēs diskutējām par klimata pārmaiņām. Un klimata jomā šis viens no šiem mērķiem arī tiks apskatīts ANO rīkotajā konferencē. Mēs prasam, lai tiktu īstenoti sajūtami pasākumi. Mums ir nepieciešams skaidri paskaidrot, ko esam izdarījuši līdz šim, lai parādītu, ka COP21 eh, mērķi tiek sasniegti. Komisārs, eh, komisijas priekšsēdētājs Junkers ir daudz darījis, tāpat arī eh, mūsu ETP e komisāru šai, šai jomā, arī Askaniete. Mēs esam pārskatījuši enerģētikas paketi, atjaunojumiem energoresursiem, elektrību. Energo nabadzības jautājums tiks skatīts pirmo reizi. Mēs pārskatījām emisiju tirzniecības schēmu ETS. Komisija ir nosūtījusi mums jauns īstenošanas un deleģētos aktus. Mēs skatījām arī tīra gaisa paketi vienreizēji lietojamām plasmasas izstrādājumiem. Mēs eh, esam sējuši industriālās revolūcijas sēklu 21. gadsimtā. Nemuļķosim sevi. Klimata pārmaiņas netiks atrisinātas ar protestu Instagramā. Mums ir jāuzņemas savu atbildība un periodiski jāpārskata un jāaktualizē mūsu mērķi un jācenšas pakāpeniski paaugstināt savu ambīciju līmeni. Ja mūsu rūpniecība pārcelties citur, mēs nevarēsim nodrošināt ilgspējīgu attīstību nevienā no jomām, tāpēc uz ilgspējīgas attīstības mērķiem jāskatās kā uz iespēju. Mums ir jābūt ambicioziem, bet vienlaicīgi arī jāturas pie realitātes. Mums ir jārada darba vietas, jācīnās pret nevienlīdzību. Algu līmenim ir jābūt tā, lai strādājušie varētu dzīvot atbilstoši cilvēku cieņai Mums ir nepieciešams, lai ilgspējīgas attīstības mērķi neradītu jaunas struktūras un birokrātiju, bet tiem ir jābūt horizontāliem. Mums nav nepieciešams jauns struktūras, bet ir jāmaina domāšanas veids. Ir jāskatās, kā mēs varam stiprināt sociālo tirgus ekonomiku Eiropas Savienībā. Mums ir jārada darba vietas, un jānodrošina, ka rūpniecība paliek Eiropā. Mums ir nepieciešams eh, darba vietas ar augstu pievienoto vērtību. Mēs nedrīkstam atpalikt no citiem pasaulē mums nav nepieciešams jauns kontinents, bet lai eh, cilvēki risinātu šos jautājumus. Liels paldies, un tagad jums kārta, Timermans kungs, eh, komis, runāt komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Komisija atzinīgi vērtē parlamenta gada strateģisko ziņojumu par ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanu sasniegšanu. Šis visaptarošais un detalizētais ziņojums mudina Eiropas Savienību uzņemties vadošo lomu darba kārtības 2030 īstenošanā tuvāk, tuvākajiem gadiem. Šis ziņojums nāk pareizā laikā. Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, Eiropas strateģiskās darba kārtības eh, līdz 2024. gadam jau tiek gatavots. Eiropas Savienība ir pilnībā apņēmusies īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus un ir jālēm, kā mēs to izdarīsim nākošajā ES politikas ciklā, lai mēs varētu izpildīt uzņemtās saistības. Komisija nāca klajā ar pārdomu dokumentu attiecībā uz to, kā sasniegt šos mērķus līdz 2030. gadam. Mēs eh, iepazīstinājām ar trīs iespējamiem scenārijiem par to, kā labāk sasniegt šos mērķus Eiropā un kāds būtu efektīvākais lomas sadalījums starp Eiropas Savienības līmeni un dalību valstu līmeniem. Vēlos uzsvērt, ka šie trīs scenāriji visi balstās uz pieņēmumu komisijā, ka mums ir nepieciešams paaugstināt eh, savu uzņemto saistību līmeni, ja plānojam līdz 2030. gadam sasniegt šos mērķus un iet vēl tālāk. Mums ir jārunā par nākamo rūpniecisko revolūciju, un mums ir jāizlem, vai būsim tie, kas cietīs no tā vai iegūs. Tāpēc ir nepieciešams balstīties uz faktiem. Šiem faktiem nevajadzētu radīt mums bažas un bailes, bet gan likt būt apņēmīgākiem. Ilgspējīgas izaicinājumi Eiropai un arī citām attīstītām pasaules daļām ir saistīts ar to, ka ir jāatrod veids, kā palielināt mūsu labklājību, vienlaicīgi nesagraujot mums apkārt esošo vidi. Mums ir tikai viena planēta. Lai risinātu šo izaicinājumu. Mums ir jāpāriet no lineāras ekonomikas uz aprits ekonomiku, kļūstot ilgspējīgākiem, pievēršot lielāku uzmanību videi, arī apbuvētai videi. Un jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai sasniegtu ilgspējīgas attīstības mērķus. Tas ietver inovāciju, digitalizāciju, izglītību, zinātni, finanšu jomu, nodokļu jautājums, jauns biznesa modeļus, mūsu tirdzniecības politika arī, protams. Un, ja kurai pārējai ir jābūt sociāli taisnīgai, neatstājot nevienu novārto, ir nepieciešams nodrošināt, ka ilgspējība ietver arī sociālo ilgspējību. Visam mūsu rīcībām ir jāatbilst pilnībā tiesiskumam, demokrātijai un pamatiesībām jābalstās uz faktiem un pierādījumiem. Virzīsimies uz priekšu ar pārliecību un optimismu, jo Eiropa ir labākā vieta pasaulē, kur vadīt eh, šo pāreju uz ilgspējīgu dzīvi. Mums ir nepieciešamās prasmes, nepieciešamie cilvēki, mēs esam labāk savienotais kontinents, un ilgspējība ir iestrādāta Eiropas uh, Savienībā. Mums ir tagad konkrēti jālēm, kas ir darāms nākamajā politikas ciklā. Eiropas parlamenta ziņojums izsakās par labu pirmajam scenārijam, ko prezentē komisija ar visaptvarošu SDG stratēģiju. Arī dalību valstīm ir jāizlemj. Tas palīdzēs nākamajai komisijai nospraust skaidru kursu uz visaptvarošu stratēģiju. Stratēģiju, ko eh, Eiropa doma ir prasījusi. To es sacīju šonadēļ neformālajā vispārīgo lietu padomē, ka SDG mērķi varētu būt ideāls ietvars attiecībā uz to, kā mēs sadalām darbu un kā nodrošināt, ka mēs speram pareizos soļus virzienā uz ilgspējīgu nākotni Eiropai. Augsta līmeņa platforma šajā jomā ir skaidri pateikusi, ka no Eiropas Savienības un dalību valstīm tiek sagaidīta izlēmīga rīcība. Noslēgumā teikšu, nepārvērtīsim šo par strīdu starp labo un kreiso spārnu politikā. Šis ir jautājums, kas ir aktuāls pilnīgi visiem šeit parlamentā. Tā es vienmēr esmu uzskatījis. Uh, jo atbalsts no parlamenta SDG mērķiem ir ļoti nepieciešams. To es arī uzskatu. Paldies! Lielas paldies! Tālāk uzsāksim grupu pārstāvi uzstāšanos, un pirmais ir Alojas Peterle uz vienu minūti tautas partijas vārdā. Lielas paldies priekšādātāji! Vēlētos izmantot šo minūti, lai teiktu šādas lietas. Pirmkārt, veselība Nav iespējams panākt ilgspējīgu attīstību, ja neliekam uzsvaru uz veselību. Abi līdzreferenti ir ļoti labi informēti par to. Viens no viņiem, piemēram, ir ārsts. Un par to līdz ar to esam arī sprieduši. Veselība nav tikai vienkārši tāds viens no citiem sektoriem vai aspektiem, nē. Veselība ir kaut kas tāds, kas sasaistās ar pilnīgi visiem mūsu ilgspējīgas attīstības elementiem un šķautēm. Uh, veselības tendences šobrīd ir visai mm, satraukumu radošas, un tāpēc mūsu ilgspējīgās stratēģijas būtu jāiestrādā vienā kopējā stratēģijā, kuras ietvaros galvenais elements būtu tieši veselība un tās aprūpe. Nevaram nonākt pie ilgspējīgas attīstības uz mūsu planētas, ja arvien vairāk konstatējam vēža incidentus, Eh, un cita veida slimības izplasās. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir statistika šajā jomā. Tāpēc vēlētos redzēt plašākas ambīcijas tieši veselības aprūpas jomā. Lielas paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Elīša Laina lūdzu. Kolēģi, čia una grande kontradicione. Godātie kolēģi, pastāv milzīga pretruna starp tu, šo plenārsēžu zāli, kur šobrīd ir tik, da, tik nedaudz cilvēku un tām ielām un pilsētu laukumiem Eiropā, kur šodien demonstrācijās izies jaunieši, lai pateiktu, ko viņi domā par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tieši nevienlīdzība šobrīd ir tā, kas rada arī milzīgu ietekmi uz labklājību, kohēzijas trūkums. Tā ir cīņa par sociālo taisnīgumu. Un mums šajā gadījumā ir jā, jāņem e, vērā visas šīs domas un jācīnās par sociālo taisnīgumu. Ilgspējīgās attīstības mērķi un 2030. gada darba kārtība uz papīra izskatās ļoti labi, bet neesmu konstatējis, ka pietiktu drosmes un politiskās gribas, lai šeit uzrakstīto īstenot. Turklāt tam būs vajadzīgi arī finanšu resursi, lai šos mērķus pildītu. Ja mēs vēlamies nodrošināt šo ekoloģisko un vidas pārēju, tad jāstrādā arī pie ekonomikas. Nedrīkst būt tā, ka ka mēs uh, tikai domājam glābt planētu, bet tāpat laikā nesaglabājam augstas kvalitātes darba vietas. Mēs vēlamies nosūtīt skaidru signālu ar šo ziņojumu, ka mums Eiropā ir Eiropas mēroga stratēģija, kas ļaus novest pie SDG, jeb ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanas dalībvalstīs. Vēl ir vajadzīga arī atbilstīga koordinācija starp visām iesaistītajām pusēm. Savā pārdomu dokumentā Um, vajadzētu runāt arī par um, gūto progresu un ieņemt pareizo virzību. Ir izklāstīti trīs scenāriji. Tā it kā viņi būtu kaut kādā veidā līdzīgi, un mēs varētu izvēlēties vienu no tiem. Nē, tā gluži nav. Mums ir jāpiedāvā līderība globālā līmenī un jāparāda konsekvence un saskaņotība, īstenojot politiku gan ārējā, gan iekšējā jomā. Tas attiec arī uz finanšu plānu, uz ekonomikas pusgadu, koordinācijas pusgadu. Mūs, mums jāuzņems milz atbildība par eh, šeit teikto. Lielas paldies! Nākamais runātājs Hokokungs EKR grupas vārdā. Priekšādātāji, paldies! Ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošana jābalst uz, vi, uz pāris vispārīgiem principiem, respektīvi ir jāuzlabo sabiedrības dzīves līmenis, gan tagad, gan turpmāk. Nedrīkstam tikai nodarboties ar peļņas maksimizēšanu atsevišķiem atlasītu cilvēku, at, at, cilvēku lokam. Tā, mums jāpārliecinās, ka neviens nep, netiek aizmirsts. Mums ir jāsakārto sociālās politikas, ekonomikas politikas jomas, jāstrādā pie ekoloģijas un vienlaikus jāpārliecinās, protams, ka tas viss dod arī peļņu. Tieši cilvēks ir tas svarīgākais vienlaikus ar dabas aizsardzību. Tāpēc mums vajadzīga līdzsvarota attīstība, spēcināta demokrātija un cilvēktiesības, laba pārvaldība, humanā palīdzība, cilvēka kapitāla attīstība, uzņēmēja darbība, lauksaimniecība, vides aizsardzība, labāka veselības aizsardzība, līdzsvarota atkrituma pārvaldība. Jāsamazina nabadzība un bezdarbs. Jāatceras, ka dabas vide mums cilvēkiem ir tā, kas ir sasaistīta ar pilnīgu visu, un tāpēc šie vārdi ir jāpiepilda arī ar jēgu un reāliem darbiem. Paldies tālāk. Alde grupas vārdā Ferkapers kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze. Ilgtspējīgas attīstības mērķi, par tiem mēs vienojāmies jau pirms četriem gadiem. Darba ir padarīts daudz, un tomēr vēl ir daudz darāmā un 0,7% e, no Eiropas Savienības finansējuma, kas tiek, novērsts, kas tiek novirzīts uz e, attīstības finansējumu. Es nezinu, vai tas ir pareizi, jo 22% Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo nabadzībā un pieauga plaisas starp bagātajiem un nabadzīgajiem. Uh, Mēs uzskatām, ka ilgspējīga attīstības mērķi ir universāls mērķis, un lai to panāktu, mums ir jāsadarbojas starp visām policiskajām pau ģimenēm. Aprites ekonomika, resursu labāka izmantošana ir vienīgais pamats, uz kā mēs vēl varam balstīt ekonomisko attīstību. Un šeit darbs būtu arī komisijai. Un e, šajā stratēģijā to atbalsta. Tomēr šīs stratēģijas sagatavošanai mums ir jābūt kā ambicioziem, tā arī ar vīziju. Un komisijas sadarbībā ar parlamentu mums ir jāiestājas par šiem ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tam ir jābūt Eiropas politikas centrā. Romānijā Sibiju tiek, eh, Rumānijā Sibiu tiekoties eh, valstu un valdību vadītājiem, tika arī runāts par šo Eiropas nākotni. Nākamais Javor kungs, vienu minūtu lūdzu. Thank you, Madam Chair. And... Priekšādātā paldies un paldies arī abiem referentiem par šo strateģisko vienotību, ko viņi ieguldīja gatavojot šo ziņojumu, panākot vienotību arī šeit parlamentā, gaidot 19. gada septembra samitu daudzgadīgi daudz ilgspējīgas attīstības jomā. Uh, Parlaments uzsver, ka ir vajadzīgi tālāk centieni no dalību valstu un komisijas puses šai jomā. Mums nepieciešams beidzot izveidot visietvarošu, pārveidojošu 2030. gada stratēģiju ES, kas integrētu visu šīs stratēģijas, iestrādāt tās pārējos politikas virzienos, piedāvātu daudzpusēju pieeju pārvaldībā, tā lai tas atbilsti, atbilstu 2030. gada mērķiem. Nedrīkstam izmantot esošās politikas un instrumentus vien. Nē, mums vajadzīga patiešām paradigma maiņa, ir vajadzīga sistematizēšana finansēšana, taustāma rīcība, kas ļaut šos mērķus sasniegt, jāpārbauda šī ilgspējīgi, jāveido attiecīgi rādītāji un indikātori. Visi ēs ienākumi un izdevumi ir jāsaskaņo ar daudz ilgspējīgas attīstības mērķiem, un tas jāatspoguļo arī daudzgadu uh, finanšu plānā. Lai šos principus visus aizstāvētu Eiropas Savienībā, jāsaka, joprojām vēl tāls ceļš ejams. Lies paldies tālāk uz pusotru minūti no goja grupas Hazenkampas kundze. Priekšādātāji, paldies! Mūsu sabiedrība, tautsaimniecība un patēriņu un ražošanas modeļi ir jāmaina. Jāmaina pašos pamatos, lai pārliecinātos, ka mūsu planēta spēj izdzīvot. Un ir ārkārtīgi, protams, labi, ka mums ir tādas globālas vienošanās par šāda veida mērķiem, piemēram, lūk, ilgspējīgas attīstības mērķiem, ANO, bet mums ir jāspēj tagad no vārdiem pāriet pie darbiem jo mums nav nekādas atkāpšanās iespējas kaut kādu otru planētu, uz kuru pārcelties, tad, kad šo būsim sagrāvuši. Nē, redzam taču, piemēram, ko jaunieši dara. Viņi šobrīd uh, iet prom no skolām un iziet ielās, lai uh, eh, pārliecinātu mūs, ka beidzot ir jārīkojas. Viņi mūs tādējādi kaunina. Mums ir vajadzīgs arī konkrēts plāns šāda veida mērķiem. Vienlaikus zivsaimniecība, lauksaimniecība un tirdzniecība nedrīkst palikt vecajos politiku veidnēs. Nē, tam visam ir jāmainās, ir jābūt lielākam uzsvaram uz vidas aizsardzību. Tas skar miljoniem cilvēku, miljardiem dzīvnieku. Un nedrīkstam šos skaistos vārdus eh, nepārvērst darbos tol, jau Tolstovs teica, ka mēs nevaram kaut ko mainīt, ja maināmies paši. Mums jāparaugās pirmām kārtām pašiem uz sevi. Mums ir eh, jāražo mazāk gaļas un, un piena produktu, mazāk jāpatērē šo produktu. Un līdz ar to jāmaina es pamatpolitikas pašos, eh, pašā saknē. Es domāju, ka tieši tāpēc būtu pilnībā jāceļ es lauksaimniecības subsīdijas. Paldies, tā kā ENF grupas vārdā Stūgerkungs, lūdzu. Labrīt, priekšādātāji, paldies! Kad runājam par ilgtspējību šai namā, vienmēr raugāmies uz vidas aizsardzības dimensiju. Bet es vēlos runāt par ilgtspējību sabiedrībā un kultūrā. Jo sabiedrība un kultūra šobrīd eh, izjūt spiedienu no ārpuses, gan migrācijas rezultātā, ja tīpaši eh, migrācijas rezultātā no islāma valstīm, kurām nav nekā kopīga ar mūsu kultūru. Uh, un viņi nevēlas pielāgot savu kultūru musēju, viņi savu kultūru uzskata par pārāku. Un arī pastāv spiediens un draudi no iekšienes, piemēram, visas šīs kreisās pārnu partijas, kas vienmēr to vien dara, kā runā par kultūru, identitāti un vēlas to izmantot uh, kā galveno atslēgvārdu sabiedrības izpratnē, bet kultūra un sabiedrība ir centrālais visa veida diskursā. Ja tiek apdraudēta sabiedrība un kultūra, tad viss šis kopējais organisms faktiski nu, ies bojā. Kad runājam par ilgspējību, tad runāsim par sabiedrību un kultūru. Jo te gan ir vajadzīga ilgspējība, lai, pastāv, lai varētu turpināt pastāvēt mūsu rietumu dzīvesveids, ir vajadzīgs panākt, ka rietumu sabiedrība izdzīvo, ka tā ir ilgspējība. Un tas balstās uz ebreju kristiešu humanistisku tradīcijām ir jāsaglabā tas, ko vērts saglabāt. Paldies! Lies paldies! Tālāk došu vārdu Sonika kungam uz vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Šis ziņojums ir parlamenta ieguldījums eh, vēsturiski pirmais tāds šāds ieguldījums darbā ANO ietvaros, un tas attiecas uz progresu identificēšanu un analīzi attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Tas nāk papildus neobligātajiem pārskatiem, kas jāsagatavo dalību valstīm. Te runājam par kopējiem visaptvarošajiem eh, SDG un ņemam vērā vienlaikus arī iekšpolitiku un ārpolitiku. Tāpat pārvaldības mehānismi nav nesvarīgi. Ja runājam par pirmo šeit iekļauto scenāriju, ko savā pārdomu dokumentā komisija izklāstīja savā mm, jau janvārī. Komisija ārkārtīgi svarīgi turpināt arī atšķirību analīzi šai politisko stratēģiju jomā, atšķirības starp politiku un īstenošanu. Un tai jāspēj identificēt tās jomas, kurās mēs vēl šos mērķus neesam aizsasnieguši. Un nepieciešams radīt arī uzraudzības ietvaru ES mērogā un dalību valstu līmenī. Paldies! Paldies, paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu dalīkundzei uz divām minūtēm. Paldies! jau šodien pat atkal izies ielās demonstrācijas, kas iestājas par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tas būs arī manā valstī, Maltā. Un viņi runās ne tikai par savu nākotni, viņi runās par mums, par tagadni. Mums jā, tiek runāts, ka temperatūra pieaugs līdz 2030. gadam vismaz par pusotru grādu pēc Celsija, ja pasauli jau šobrīd nespērs kardinālus soļus kaut kā mainīšanā. Uh, Tas ir milzīgs temperatūras pieaugums, tas nozīmē, ka arī jūras līmenis pieaugs par 3,5 metriem. Un tad uzdodiet savu jautājumu, ko tas nozīmēs piekrastes iedzīvotājiem, ko tas nozīmēs salu iedzīvotājiem, tādai kā manai valstī, tām valstīm, kas atrodas eh, zemu virs jūras līmeņa. Tas ir milzīgs uh, problēma jautājums. Mēs runājam taču arī vienlaikus par industriālo revolūciju, par digitalizāciju un par automatizāciju. Es domāju, ka tas tomēr nav pats svarīgākais. Nē, mums galvenokārt jādomā par ekoloģisku tautsēmniecību, par ilgspējīgu attīstību. Un šis ir īstais brīdis, kad šīm ekonomikas paradigmām būtu jāmainās. Ja mums jābūt ilgspējīgiem visā, ko darām, un tas neapdraud mūsu tautsēmniecību, nē, gluži otrādi, tas tautsēmniecībai piedāvās tālākas iespējas augt un attīstīties vietas. Tradicionālie rīcības modeļi vairs nav ilgtspējīgi, un tur šāda veida attīstība netiek prioritizēta, bet pārmaiņām ir vajadzīgas ambīcijas, cerības, centieni, vēlme rīkoties labāk, pareizāk, pāriet pie nākamā līmeņa visā, ko darām. Mums jāpārliecinās, ka panākam tādu nākotni mūsu bērniem un tautsēmniecībai, kas ir ilgtspējīga. Šādām pamatīvām pārmaiņām jāsākas jau dalību valstīs, bet tam jābūt eh, attiecīgi izpaustam arī Eiropas līmenī. Mums ir eh, jābūt kvalitatīvām darba vietām, pārtiks nekaitīgumam, izglītībai, ilgspējīgas attīstības mērķi. Runā tieši par šiem elementiem ir jānodrošina tāda veida attīstība, kas ir eh, droša gan no visiem viedokļiem - klimata, ekonomikas un sociālā viedokļa. Iesākumi ir izveidoti. Mums jāpārliecinās tālāk, ka rīkojamies pietiekami aktīvi, tā lai sabiedrība varētu pastāvēt arī nākotnē. Paldies uz pusotru minūtu, tālāk došu vārdu Gerbrandīkungam lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Vēlos teikt paldies arī komisāram par viņa labajiem vārdiem. Tad, kad viņš šeit parlamentā runā, viņš vienmēr runā ļoti skaisti, bet nu, šie vārdi un skaistie vārdi ir kā vērti tikai tad, ja tiem seko arī rīcība. Un jāsaka, diemžēl šajā ziņā man ir ļoti daudz jautājumu arī attiecībā uz ilgspējīgas attīstības mērķiem. Nu, ko to, piemēram, 14. un 15. SDG, kur runājam par par dzīvību ūdenī un uz zemes, par faunu. Mums ir Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģija, mums ir ilgspējīgas attīstības mērķi. Un šī stratēģija ir ārkārtīgi nozīmīga, bet Eiropas komisija tāpat laikā um, nu, neliek to pietiekam prioritatīvā līmenī. Es domāju, ka ļoti daudz pasaulē ir atkarīgi taisni no šīs svarīgākās vērtības mūsos, no dabas. Bet un SDG mēs nevarēsim sasniegt, ja šo arī bioloģiskās daudzveidības stratēģiju neievērosim. Mēs redzam, kas ir, kādu ziņojumu sagatavojas Eiropas vidas aģentūra par eh, dabas situāciju. Redzam, kā izzūda insektu sugas. Uh, Eh, un ko dara Eiropas komisija? Ko, ko darām mēs? Neko. Šai parlamentā mēs esam mēģinājuši kliegt un spirināties, bet mūsu balss neņem neviens vērā. Priekšādā pavisam vienkārši jautājums komisāram. Tad ko? Ko viņi darīs lietas labā? Jo ilgspējīgas attīstības mērķi šobrīd netiek sasniegti. Lies paldies nākamā runātāja Hautals kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisijas e, pārdomu dokuments e, skaidri pasaka, ka IAM ir jāiekļauj visas Eiropas Savienības sagatavotajā politikā. Ilgtspējīgā attīstība un tam ir jāsagatavo izpildāmi un pārbaudāmi mērķi līdz 30. gadam. Šai politikai ir jābūt visu nozaru aptverošai, un pilnīgi visām Eiropas Savienības institūcijām ir jāstrādā to īstenošanā. Arī Eiropas parlamentā mums nepieciešami spēcīgi mehānismi, lai šos mērķus e, iekļautu pilnīgi visās nozarēs, sākot no lauksaimniecības un beidzot ar transporta nozari. Eiropas parlaments savā ziņojumā skaidri norāda, ka mēs vēlamies dot savu artavu šo mērķu īstenošanā, un augsta līmeņa politiskais fórums, kurā par šiem mērķiem tika runāts, arī ir būtisks ieguldījums. Mums ir nepieciešams raudzīties uz globālo piegādes ķēdi, un paldies Timermansa kungam par jūsu pieminēto uzņēmumu ieguldījumu. Hautals kundze, vai jūs vēlētos atbildēt uz zilās karteņas procedūras jautājumu? Jā, lūdzu. Jā, lūdzu. <clears throat> Lūdzu, jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlējos uzdot Hautals kundzei sekojošu jautājumu. Ko jūs personīgi dariet, lai palīdzētu vidas klimata izmaiņām? un to apkarošanai. Tātad, vai jūs brauciet ar elektromobīli, mobīli, vai jūs nelidojat ar lidmašīnu, vai jums nav neviena elektriskā aparāta mājās, vai jūs nēdat gaļu, ko jūs konkrēti personīgi esat izdarījusi klimata izmaiņu apkarošanā? Prieksēdētais kundze, tas ir brīnišķīgs jautājums. Jaunais cilvēks, es tikai vēlējos pateikt, ka es jau 74. gadā, tad es biju vēl bērns, es jau izveidoju veģeta, vegāna un veģetāro ēšanas klubiņu un esmu to ievērojusi visu savu dzīvi. Nākamā Sančes Kaldentei kundze, pusotra minūte. Paldies, prieksēdētāja kungs! Septembrī pirmo reizi tiksies valsta un valdību vadītāji, lai izvēl, izvērtētu 30. gadam izvirzītos mērķus. Politikas sasaistīšana ar attīstību, tai ir jāiet cauri pilnīgi visām politikas nozarēm un eh, domēniem. Mēs vēlamies arī IAM iekļaut dzimumu jautājumu, un IAM ir jāiekļauj lauksaimniecība, zivsaimniecība un citi jautājumi. Līdz šim brīdim panāktais nav pietiekams, un kamēr vēl nebūs atrisināti visi jautājumi, mēs par to cīnīsimies. Neskatoties uz miljardiem, kas atvēlēti ilgtspējīgai attīstībai, mums nav izdevies panākt to, ka neviens vairs necieš badu. Uh, Es domāju, ka to var panākt eh, pilnībā izskaužot eh, spekulācijas pārtikas tirgū, runājot par veselību un labklājību. Joprojām notiek veselības aprūpes sistēmas un šīs aprūpes sniedzēju privatizācija. Ko mēs darām ar mūsu planētu Zeme? Timermansa kungs Vienmēr ir romantiski runāt par apspiesto un riska grupu glābšanu, bet ko mēs reāli darām? Neko. Nākamais viena minūte Kelī kungam lūdzu. Paldies! 20. 2030. gada mērķi balstās uz sociālu līd, vienlīdzību, solidaritāti Eiropas Savienības dalību valstīs, un mēs vēlamies to pārcelt arī uz globālo līmeni. 30. gada mērķi runā par labākiem dzīves apstākļiem un laimīgāku dzīvi visiem. Sociālie, ekonomiskie pārvaldes principi tie ir jāīsteno dzīvē. Zemoglekļa ekonomika ir būtisks šo mērķu sasniegšanas rīks. Savā ziņojumā parlaments griežas pie komisijas, lai tā, saglabā, lai tā sagatavotu stratēģiju, kā sasniegt šos 30. gada mērķus. Bet šeit būtiski ir pieminēta pārtiks ražošana, un šeit jau savartav ir jādod ikvienai dalību valstī, un šeit pieminētie 0,7% būs būtisks ieguldījums. Prieksēdētāji, paldies! Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmā grapīnī kundze, lūdzu. Jā. Ja Paldies, prieksēdētājas kundze, godātais komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Šodien statistika rāda, ka ilgspējīgas attīstības mērķiem ir jābūt būtiskākajam Eiropas Savienības mērķim. Mums ir ārkārtīgi niansēti jāizvērtē visas mūsu īstenotās politikas jomas, vai mēs konkrēti ko sasniedzam vai nē, un ja nē, tad kāpēc? Uh, vai mēs arī esam izpildījuši to, ko solījām mūsu iedzīvotājiem. Un, ja nu izrādīsies, ka finanšu līdzekļi un arī parlamenta darbs un dalību valstu parlamenta ieguldījums eh, nav novedis pie tā, ka ir izskausta nabadzība un izskausts bats, tad mums eh, šie mērķi ir varbūt jāizpild savādāk. Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu nedaudz pieregulēt politikas, ja tās nedarbojas tā, kā mēs to bijām iecerējuši. Atcerēsimies, ka 30. gads nav aiz kalniem, un mums ir jāņem vērā arī tas, kas notiek citur pasaulē, un mums ir jāņem vērā arī proporcionalitāte. Priekšsēdētāji, paldies! Marijas kungs nākamais, lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Mēs, mana politiskā grupa, atbalstam šo ziņojumu par IAM īstenošanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs ik gadu pārskatām šo mērķu, izskatām šo mērķu sasniegšanas progresu. Un ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šie mērķi tiktu sasniegti. Esam uz pareizā dzeļa, jā. Uh, bet uh, eh, IAM runā par demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, solidaritāti. Tas viss ir svarīgi. Ilgtspējīga attīstība. Tas eh, vārdkopa pati par sevi nozīmē, ka mums eh, ir jādod cilvēkiem darbs, un darbs un ekonomiskā attīstība iet roku rokā mums ir pēc iespējas labāk jāizmanto cilvēku cilvēku spējas un prasmes, un eh, tādajādi, domāju, mums izdosies izskaust nabadzību. Vienlīdzība, solidaritāte, tie ir cēli mērķi, un mums tie ir jāsa, jāpanāk, jo tas ir labi it visiem, arī mums. Prezidente. Prieksēdētājas kundze eh, Kaput, saka Kaputo kungs. IAM daudz runā par resursu labāku izmantošanu un par labāku konkurēšanu. Labā konkurēšana tādā ziņā, ka mūsu mērķi ir ambiciozi, bet visi šie mērķi ir savā starpā saistīti. Tāpēc mums ir nepieciešams varbūt tā vietā, lai koncentrētos uz atsevišķiem mērķiem, runāt par tādu vispārīgāku vīzi, vīziju kurā būtu saslēgta kopā iekšējā un ārējā attīstības dimensija. IAM ir sava veida ietvars, kas eh, mums rada tādu kā uh, smadzeņu bildi par to, kurp iet, un tas jau ir dalību valstu un komisijas kompetencē, ko tālāk darīt. Daudz līmeņu pārvaldība šo mērķu izpildē. Mums uh, ir jāmēģina uzraudzīt kādu progresu esam panākuši, un esmu pārliecināts, ka nākamais daudzgada budžets mēģinās rast atbildi šiem izaicinājumiem. Mums tam ir nepieciešams finansējums prieksēdētāji. Paldies! Vairāk brīvā mikrofona procedūrā neviens nav pieteicies, un tagad dodu vārdu Timermans kungam. Paldies, prieksēdētais kundze, burtiskus pāris jautājumiem šeit atbildēšu ka Puto kungs jau tikko pieminēja, un mums ir iespēja mainīt paradigmu. Nu, man tā šķiet. Un runājot ar ministriem šās nedēļas sākumā vispārējo lietu padomē, arī dalību valsts ir vienas prāts, ka mums tas ir jādara, mēs to varam izdarīt. Mājā būs vēlēšanas, būs jauns parlaments, būs jauna komisija, un šīm divām institūcijām tad būs iespēja ieskicēt jau pavisam konkrēti šīs attīstības mērķus turpmākajiem pieciem gadiem. Atbildība patiesībā gulstas arī uz dalību valstīm. Protams, tas bija pirmais. Otrais tie, kuri vispārējos vilcienos noliedz, ka klimata izmaiņas notiek. Tāda ir tie, kuri apgalvo, ka ja mēs vēlamies ilgtspējību, eh, ilgtspējīgu attīstību, tad mums visiem ir jāstaigā vīzēs. Nu, tā nav jo patiesībā ir iespējams vidusceļš, ja mēs nostājamies uz attī ilgtspējīgas attīstības ceļa, ja mēs par to droši un pārliecināti dodamies uz priekšu, tad mums pietiek šīs planētas zem resursu to sasniegt un dzīvosim labklājībā. Problēma ir tajā, ka jo ilgāk mēs nobaida, nogaidam, jo grūtāk būs panākt šos mērķus. Un varbūt, ka galvenais ir pārliecināt iedzīvotājs par sociālo dimensiju, un šeit pilnībā piekrītu Marijas kungam. Uh, Mums ir jāpārliecina iedzīvotā, iedzīvotāji, ka ilgtspējīga attīstība strādā viņu labā, būs kā darba vietas, tā sociālā aizsardzība. Un ja jau mēs tiešām, ja cilvēki vairs nebaidīsies, ka ilgtspējīga ekonomiska attīstība zaļā virzienā nozīmē, ka visiem ir jādzīvo alās un jāēd zāle, tad mēs būsim panākuši daudz. Gebrandīkungs. Jūs jautājat, ko tad eh, šī komisija ir darījusi? Es eh, tomēr uzskatu, kā Keller vienā, in, vienā intervijā teica, ka eh, labāka pārvaldība samazina standartus. Nu, nē, labāka pārvaldība ļauj Eiropas ideju īstenot veselā virknē domēnu, piemēram, dabas aizsardzība. Ja Es tikai vēlējos pārliec jums pateikt, ka lielākā daļa iedzīvotāju grib dabas aizsardzību. To ir noteikusi Eiropa, un tad, protams, to īsteno dalību valsts. Gabrendiekungs, piemēram, plāstmasas direktīva. Mēs esam vienīgie pasaulē, kuriem tāda ir aprites ekonomikas regula. Tas viss runā par nākotni. Tas ir mūsu nākotnes ideāls. Līdz ar to nav taisnība tiem, kur apgalvo, ka mēs pazeminam latiņu. Nav tā. Un visbeidzot, par kultūras ilgtspējību. Patiesībā drusku smieklīgi, ka politiskās kustības, kuras eh, samazina naudu kultūrai, šīs politiskās kustības ir tās pašas, kuras visu laiku brēc uz Eiropu, kāpēc Eiropa neko nedara kultūras ziņā. Patiesībā man kultūra nav kā tāds ierocis, ar kuru mēs mēs nošķirsim tos, kuriem kultūra ko nozīmē un kuriem nē. Kultūra ir ilgtspējīgas attīstības stūrakmens. Ja mums nebūs aptvērtas un radošas sirdis un smadzenes, kas interesējas par visu jauno, tad mēs nogalināsim mūsu radošumu un arī Eiropas nākotnē. Un tagad eh, došu vārdu referentiem. Tev, Karus kundze, pirmā jomā lūdzu. Karisto, proedre. Paldies, priekšsēdētāji. Es savukārt vēlos pateikties komisāram Timermans kungam par iniciatīvu, par atbildēm uz šīm debatēm. Vēlos pie, piekrist Peterles kungam, kad viņš runāja par to, ka veselība ir ļoti svarīga. Un nav iespējams saglabāt veselību, ja nav infrastruktūras, skolotāju, ārstu. Tas dos mums iespēju sasniegt ilgspējību. Un, kā norādīja daudzi kolēģi, šī ir mūsu ziņojuma galvenā būtība. Mums ir jāvirzas uz priekšu šo mērķu sasniegšanu, neatkāpjoties no un nemazinot tempu. Paldies par šīm debatēm. Noslēgumā Gambus kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji kungs. Vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī rīta debatēs. Pusdienlaikā ir paredzēts balsojums un tas palīdzēs mums iedvest jaunu dzīvību virzībā uz jaunām augstienēm. Mūsu sabiedrībā Eiropas Savienība ir gatava vadošai lomai, celmlauža lomai. Un Bet kā stāstā par bruņurupuču un zaķa skriešanās sacensībām, mums ir jāuztur atbilstoši temps, lai sasniegtu mērķus, ko esam nosprauduši. Tāpēc, tāpēc vēlos pateikties arī komisāram Arijas Kaņete. Un kā komisārs Timermans norādīja, mēs būsim atbildīgi par daudzgadu finanšu schēmu nākamajam eh, periodam, Un nu, nākamais parlaments sasaukums arī skatīs šos jautājumus, piemēram, saistībā ar ilgspējīgas attīstības eh, mērķi numur 6. Mums ir jānodrošina daudz līmeņu pārvaldība. Mums ir nepieciešams iesaistīt eh, arī vietējo līmeni, tāpat arī nacionālajiem un Eiropas Savienības līmenim. Visiem līmeņiem ir jāstrādā kopā. Mums ir eh, caur ārpolitiku jādibina kontakti ar partneriem visā pasaulē, jāuzklausa visu viedokļus, lai visi sajūt, ka var uzņemties atbildību par šo mērķu sasniegšanu. Šie mērķi ir ļoti svarīgi. Tam ir jākļūst par daļu no miera projekta, kas jau šobrīd ir Eiropas Savienība. Tas, ko mēs darām Eiropā, vicepriekšsēdētāji kungs, jūs pareizi norādījāt, ir Nav jautājums par eh, kreiso vai labo politisko flangu. Mums ir jābūt eh, priekšgalā un būsim vienoti. Līdz ar to, deba, līdz ar to beidzas noslēgušās un balsojums būs šodien 2012. Nākamais darba kārtības jautājums. ir Kristofera Fjellner ziņojums vispārējo tarifa preferenču sistēmas regulas īstenošana. Un tūlīt pat došu vārdu referentam Kristoferam Fjellneram. Lūdzu. Excellent. Paldies, priekšsarētāji. Brīvā tirzniecība ir viens no labākajiem veidā, ka, veidiem, kā panāka valsts eh, iziet no nabadzības. Paskatīsimies uz Nīderlandi kas attīstījās tad, kad e, tās pilsoņi 17. gadsimtā sāk aktīvi nodarboties tirzniecībā. Zviedrija, mana valsts, 18. 19. E, e, gadsimta 70. gados gāja to pašu ceļu. Koreja un tagad arī Ķīna nebūtu attīstījusies tā, kā tagad, ja viņi nebūtu integrējušies pasaules ekonomikā. Un tieši eh, par to ir arī vispārēja tarifu preferenču sistēma GSP. Un es to uzskatu par būtiskāko punktu Eiropas eh, tirzniecības politikā, jo mēs cenšamies iesaistīt eh, trešās valstis eh, globālajā sistēmā. Daudzām valstīm ir GSP programmas, bet mums, manuprāt, Eiropas Savienībā ir iemesls īpaši lepoties ar savu programmu. Tā ir ļoti dāsna programma, un tās piešķir, tā piešķir pamatotus Eh, pamatots tarifa atlaides eh, nabadzīgākajām valstīm pasaulē, kam ir eh, beznodevu piekļuva Eiropas tirgiem ar savām precēm. Bet labākais šajā sistēmā ir GSP plus režīms. GSP plus sniedz papildu preferences tām valstīm, uh, kas vairāk cenšas, kas cenšas uzlabot savu darbību, īstenojot, ratificējot 27 starptautiskās konvencijas - pārvaldība, vide, darba tiesības un citas jomas. Un tas ir instruments, kas palīdz eh, mudināt valstis augt un attīstīties tādā veidā, kas eh, ir ilgspējīgs un nāk par labu visiem pilsoņiem. Tas ir veids, kā nodrošināt to, ka tiek ievērot laba pārvaldība. Šobrīd esam nonākuši šīs programmas viduspunktā un jāskatās, ko ir iespējams uzlabot. Un tas ir arī atspoguļots šajā ziņojumā. Pirmkārt, ir atbalsta saņēmēju valstīm ir jā, jāspēj vieglāk eh, zemt arī importus eh, no citām valstīm. Šai programmai ir jāatvieglo valstīm iespēju vieglāk iekļauties globālajās vērtību radīšanas ķēdēs, nevis jāapgrūtina šis process. Otrakārt, mums ir jāuzlabo, jāuzlabo uzraudzība uz vietas, un tur visi var palīdzēt. Pilsoniskā sabiedrība, starptautiskā darba organizācija, Eiropas komisija, dalība valstis. Treškārt, mums ir jāapsver iespēja iekļaut eh, pakalpojumus GSP režīmā, lai eh, valstis varētu izmantot arī šīs iespējas. Tam jau ir precedents. Attiecībā uz LDC pakalpojumu eh, atteikumu. Un jāskatās, kā to vēl vairāk eh, virzīt uz uzlabojumiem tie, kas prasa pārāk daudz no atbalsta saņēmējiem, ir jāatceras, ka ja mēs prasīsim pārāk daudz vidas jomā vai darba tiesību jomā, tad viņi var saskarties ar eh, tarifu pārmērīgu apjomu, jo ši, šīs valsts tomēr nav Norvēģija. Un kļūs vēl nabadzīgāks. Vi... Protekcionisms Tas, ka mēs baidamies no importa no nabadzīgām valstīm un uh, Kambodžas un Mjānmas uh, rīsu eksportu aplikšana ar nodevām no komisijas puses nav pareizais solis. Es ceru, ka nākamajās parlaments neieklausīsies šajās balsīs, kas apdraud tirzniecību kā attīstības instrumentu. Lielas paldies. Nākamais runātājs komisārs Mimicas kungs. Godātie deputāti, vēlos pateikties Eiropas parlamenta Inta komiteju referent, Krist, referentam Kristofram Fjellneram un visiem ēnu referentiem par eh, to uzmanību un laiku, ko esat ieguldījuši šī ziņojuma tapšanā par GSP regulas īstenošanu Tā ir atzinīgi vērtējuma iniciatīva, jo tas notiek brīdī, kad mēs izvērtējam to, cik efektīva ir pašreizējā GSP regula un kādi iespējamie uzlabojumi būtu jāiekļauj tās um, tālākajā GSP schēmā. Mēs izmantojam šādu schēmu kopš 71. gada. Pamatmērķis, kas atspoguļots PTO attiecīgajā klauzulā, ir uh, palīdzēt jaunatīstības valstīm mazināt nabadzību un integrēties eh, globālajā ekonomikā. Eiropas Savienības GSP programma ir izgājusi cauri vairākām izmaiņām desmitgažu laikā. Lielākā reforma bija 2012. gadā ar trim galvenajiem mērķiem. Pirmkārt, veicināt nabadzības mazināšanu, uh, palielinot ekspo, eksportus eh, tām valstīm, kurām tas ir vairāk nepieciešams. Tika samazināts atbalsts saņēmēju skaits un koncentrēts GSP preferences uz eh, tām ekonomikām, kas bija vistrauslākajā situācijā. Tāpat ir jāveicina arī laba pārvaldība, lai palielinātu GSP plus pievilcību un stiprinātu GSP plus īstenošanas uzraudzību, balstoties uz konvencijām, kas saistīts ar cilvēktiesībām, darba tiesībām, vidas aizsardzību un labu pārvaldību. Un e, noteikti ir labāk arī jāaizsargā Eiropas Savienības finanšu intereses. Līdz ar to drošības mehānisms tika pārskatīts, lai padarītu to pieejamāku Eiropas rūpniecībai. Tagad īstenošana norit jau piecus gadus šai regulai, un varu ar prieku konstatēt, ka Eiropas parlamenta un komisijas viedoklis e, ir, sak, e, ir vienāds praktiski, ka šī regula ir izpildījusi savus mērķus. Eksporti no trauslākajām ekonomikām ir paplašinājušies ievērojami, kas palīdz mazināt nabadzību. GSP un jo īpaši GSP plus režīms arī pozitīvu, pozitīvi ietekmē cilvēktiesību un darba tiesību īstenošanu atbalsta saņēmēju valstīs. Mēs piekrītam jums, ka tirdzniecības politika, tā skaitā GSP, eh, ir jāskatā kā tādu, kas eh, ir iekļauta Eiropas Savienības līgumos attiecībās demokrātiju, cilvēktiesību ievērošanu, bet eh, to nevar darīt eh, izolācijā. Ir jānodrošina saskaņotībā starp visām Eiropas Savienības eh, dalību valstu ārpolitikām. Piemēram, ir jānodrošina, ka GSP plus dialogu un divpusēja cilvēktiesību dialogu ar atbalsta saņemēju valstīm pastiprina viens otru, tādējādi pastiprinot virzību uz progresu kā komisijas ziņojumi par GSP plus apliecina, mēs redzam progresu visās atbalsta saņēmēju valstīs. Tomēr daudzi problemātiski jautājumi vēl nav atrisināti, un mēs turpināsim ciešu un formālu sadarbību ar atbalsta saņēmēju valstīm. Vēlos pievērsties jautājumam, kas mums ir ļoti svarīgs. Es runāju par caurskatāmību tirzniecības politikā. Īstenojot GSP regulu, mēs esam nu, nodrošinājuši caurskatāmu procesu. Mēs konsultējamies Eiropas Savienībā ar pilsonisko sabiedrību un darām to pašu arī atbalsta saņemēju valstīs, un tas notiek regulāri. Mēs vienmēr esam atvērti šiem ieguldījumam un augstu to vērtējam. Mēs nevienmēr piekrītam paustajiem viedokļiem par to, kā būtu jādarbojas konkrētajā brīdī. Bet to nevajadzētu uztvert eh, kā eh, signālu, ka mēs neieklausāmies pilsoniskajā sabiedrībā. Teikšu ļoti skaidri. Komisija nekavēsies īstenot pasākumus, ja tiks pierādīti nopietni un sistemātiski pamatiesību pārkāpumi. Mūsu rīcība saistībā ar Kambodžu un Mjanmu to jau skaidri pierādīja. Šajā jautājumā es jums piekrītu. GSP režīma atcelšana ir jābūt kā pēdējiem pasākumam. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, mums tagad ir jāsāks darbs pie jaunas GSP schēmas, kas sāks darbību tad, kad uh, beigs darboties pašreizējā schēma 2023. gada beigās. Mēs redzam, ka KSP darbojas kā instruments, un tam ir jābūt kā sākuma punktam. Jūsu ziņojums un rezolūcija iekļauj vairākus ierosinājumus, ko mēs rūpīgi izpētīsim. Tuvākais solis šajā procesā ir uzsākt ietekmes novērtējumu, lai balstītu darbu eh, saistībā ar jaunās GSP schēmas izstrādi. Protams, ka mēs šajā procesā paļaujamies uz ciešu sadarbību ar jums šajā nopietnējā pasākumā. Paldies! Euh, Komisār kungs, paldies! Tālāk Benifei kungam vārdu. Viņš pārstāv afetu komiteju. Grazie! Paldies, priekšsēdētāji! cilvēktiesību ievērošanu, demokrātiju, to nevar uztvert kā pat par sev saprotams lietas. Tas, tās ir jāstiprina ar visiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Eiropas Savienība ir galvenais cilvēktiesība aizstāvs visā pasaulē, un mūsu tirdzniecības attiecībām arī ir jābalstās uz to. Izmantojot GSP plus režīmu, Eiropas Savienība ļauj jaunatīstības valstīm veikt eksportus uz Eiropas Savienību, nepiemērojot tarifus un muitas nodevas. Manuprāt, šī schēma ļauj uzlabot cilvēktiesību situāciju atbalsta saņēmēju valstīs, bet ir gadījumi, kad neskroties uz eh, nopietniem pārkāpumiem Eiropas Savienība nav apturējusi preferenču sistēmas piemērošanu. Tāpēc mums ir jāstiprina konsultāciju process attiecībā uz uh, Eh, atbalsta saņēmēju valstu darbību un sasniegtiem rezultātiem. Mums ir skaidri jāzina, kur ir sarkanās līnijas šajā schēmā, kas eh, liks piemērot eh, GSP režīma apturēšanu. Tālāk uzsākam uzklausīt runātājus grupu vārdām. Pirmais Fisas aizsēla uz vienu minūtu no tautas partijas. La politika comercial de la Unión Europea. Paldies, priekšādātāji. Ēstirniecības politika un vispārējā tarifu preferenču sistēma, jeb GSP, ir veids, kā konsolidēt arī vispārējo respektu pret cilvēku tiesībām tajās valstīs, kur tautsēmniecība pakļaut dažādu veidu riskiem. Mans kolēģis Fjellners ir sagatavojis ziņojumu, un tieši tā kā viņš tur raksta, GSP sistēma piedāvā šīm valstīm iespējas palielināt eksportu uz ES. Protams, arī ES ir zināmas priekšrocības. GSP spēlē būtisku lomu, piemēram, starptautisko darba tiesību veicināšanā, cilvēktiesību aizstāvēšanā, labu pārvaldības un vidas aizsardzības standartu veicināšanā GSP saņēmēju valstīs. Bet tomēr neaizmirsīsim, kā sevišķos gadījumos palielinātais eksports var arī negatīvi ietekmēt eh, attīstību un vidi, sociālo aizsardzību šais valstīs. Un šāda veida tirdzniecības preferences ir jānosaka eh, roku rokā vienlaikus ar prasībām, piemēram, piemērot starptautiskās darba organizācijas, jeb SDO konvencijas un eh, sociālos un vidus standartus. Paldies tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Rodrigas Piņēro Fernandes kundze. Priekšādātāji, paldies! Vēlos teikt paldies referentam par lielisku paveikto darbu. GSP sistēma ir pamatinstruments mūsu tirniecības politikas ietvaros, kas ļauj veicināt ilgtspējīgu attīstību mazāk attīstītās valstīs. Mēs tādā veidā atceļam muitas nodevas un tā rezultātā varam aizsargāt vidi, darba tiesības šais valstīs, veicināt labāku pārvaldību kā rezultātā rodas labākas, kvalitatīvākas darba vietas, un mēs tādējādi varam cīnīties arī pret tādu sērgu kā mm, bērnu darbs, varam cīnīties pret nabadzību, bet jāsaka, progress ir nepietiekams. Esam pieredzējuši arī regresu virknē valstu, kas šo sistēmu izmanto, un šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi GSP sistēmu reformēt. Ar prieku konstatēju, ka jūs esat atvērti šādām idejām, un tas parādās arī ziņojumā. Mums ir vajadzīga atbilstīga uzraudzība pār GSP sistēmas īstenošanu, lai pārliecinātos, ka preferences tiek atsauktas tajā gadījumā, nu, tas ir kā pēdējais instruments, ja notiek nopietni saistību pārkāpumi no šīs uh, eh, valsts puses. Mums ir vajadzīga pārskatāmība īstenošanas procesā. Nedrīkstam pieļaut to, progress šais valstīs tiek gūts uz standartu samazināšanas rēķina, piemēram, darba tiesību jomā. Turklāt uzskatu, ka ir nozīmīgi mudināt uzņēmumus veicināt ilgtspējīgu ražošanu šais tautsēmniecībās. Un tādējādi uzlabot sistēmu kopumā. Paldies tālāk EKR grupas vārdā. Zahradilkungs, bet viņa nav zālē, līdz ar to došu vārdu Šākas kundzei, kas runā Alda grupas vārdā. Lūdzu. Thank you, President, Commissioner and colleagues priekšādētā paldies, godātie kolēģi. Mūsu GSP sistēma ir ļoti labs piemērs tam, kā mēs izmantojam ekonomikas svāru, lai ar nu, to svirotu savu ietekmi pasaulē un radītu kaut kādu pozitīvu attīstību trešās valstīs. Šodien apspriežamais ziņojums parāda, ka GPS, GSP sistēma būtu pēdējo gadu laikā palielinājusi līdz ar to eksportu uz ES valst, dalību valstīm. Bet šāda veida pieeju GSP sistēma nevar uzskatīt par pašu par sev saprotamu. Ir arī tāda skaidra piemēra, kad, piemēram, šī GSP sistēma jāsasaista ar tiesiskumu un cilvēktiesību aizstāvību. Nu, piemēram, Kambodžas gadījums. Eh, komisāra Malmstrēm uzsāka procedūru, kas ļautu Kambodžai atsaukt GSP sistēmu visās jomās izņemot ieroču embargo, tāpēc, ka tur cilvēktiesības netiek ievērots. Un es domāju, šādu veidu rīcību vajadzētu kopēt arī visām citām dalībvalstīm un citos gadījumos attiecībā uz Kambodžu. Tāpat laikā nevaram ne sekundi ilgāk gaidīt, lai līdzīgas procedūras uzsāktu, piemēram, arī pret Mjanmu. Nogalināšana, kas tur turpinās, sistemātiskie cilvēktiesību pārkāpumi, žurnālistu apcietināšana, nu, tas nav pelnījis. Šāda rīcība nav pelnījusi GSP sistēmu un tāpēc domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi izmantot GSP ļoti labā un konstruktīvā, principiālā veidā, maksimizējot mūsu globālo ietekmi. Lies paldies, saka priekšādātāji, tālāk zaļo grupas vārdā Hērī Haudala. Third time. Thank you, President. Lies paldies priekšādātājiem. GSP instruments ir instruments ar milzīgu propor, potenciālu, kas ļauj nodrošināt, nodrošināt to, ka mūsu tirniecība ir sasaistīta ar aizstāvamiem principiem, bet GSP sistēmas efektivitāte šobrīd tiek apšaubīta, apdraudēta. Nu, jāsaka, šobrīd nav tā, ka šī sistēma uzlabo sociālos un vidas apstākļus un nereti neuzlabo arī cilvēktiesību situāciju. Es domāju, ka šajā gadījumā nevaram skatīties uz visu nu, tādā melnbaltā variantā. Nē, ir jāpēta, kāpēc tas tā. Nu, piemēram, ir tāda piemēra kā Mjanma un Kambodža. Domāju, ka šai gadījumā jāpiedāvā dažādi šī instrumenta izmantošanas iespējas. Tā vietā, lai atbalstītu visu ekonomiku, es vajadzētu spēt atbalstīt konkrētus ekonomikas sektorus ar šo GSP instrumentu. Un turklāt vajadzētu to padarīt tādu, kas ļauj arī vēst mēķtiecīgas sankcijas par tiem uzņēmumiem, kas pārkāpj cilvēktiesības vai citas saistības. Mums vajadzētu būt iespēja izveidot tādu melno sarakstu ar tādiem uzņēmumiem un eksportētājiem, kas pārka ļaunprātīgi pārkāpj cilvēktiesības. Un tāpēc gribu vaicāt jautāt komisāram, vai esam gat, esat gatavs izmantot, izveidot sūdzību mehānismu um, uzņēmumiem Eiropas Savienībā, kas krituši par upuru šāda veida uh, situācijām un to sasaistīt ar GSP sistēmu. Nākamais runātājs Šolca kungs uz vienu minūtu. Priekšādātā paldies, godētais kolēģi Fjellner. Te mēs nerunājam par brīvu tirdzniecību, bet gan par ētisku tirdzniecību. Uh, Un te domāju, ka jūsu ziņojums, jāsaka, ir pārāk pozitīvs. Pirms pieciem gadiem bija pēdējās lielās šīs sistēmas reformas. Toreiz mana politiskā grupa jūs pamat, šo sistēmu pamatīgi kritizēja, to darīja arī pilsoniskā sabiedrība visās valstīs, um, tāpēc, ka no šīs sistēmas, no preferences sistēmas saraksta tika izslēgtas valstis, kas ir saņēmušas vidēju ienākumu līmeni. Šobrīd no GSP plus sistēmas, piemēram, lab, priekšrocības gūs tikai astoņas valstis. Tas ir nepietiekami. Uh, gandrīz vai Pakistānai vien vienīgai šī sistēma ir tāda paties, patiešām darboties spēja. Mums ir jāmaina kriteriji, ko komisijai ir jāparāda, ka tā ir gatava, piemēram, muitas um, priekšrocības atcelt arī tais gadījumos, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības. Nu, piemēram, mm, komisijai vajadzētu ļoti uzmanīgi raudzīties uz Kambodžu un Mjambu šai gadījumā. Tāpat arī jāuzsāk šāds process attiecībā uz Filipīnām. 2022. gads ir tas brīdis, kad paredzēts pārskatīt pašreizējo regulu, un tas nozīmē, ka šī reforma būs tūlīt pat pēc vēlēšanām jāuzsāk jaunā nākamā sasaukuma ietvaros. Paldies! Liels paldies! Tālāk FDD grupas vārdā Beginas kundze lūdzu. Priekšādētāji, paldies, godātie kolēģi! Ir ārkārtīgi svarīgi izmantot tirzniecību un tirzniecības attiecības, lai palīdzētu attīstības valstīm, bet jāaizsargā arī tādas virkne delikātu aspektu, kas ir saistīti ar ēstautsēmniecību, un tāpēc nav pieņēmams, ka uh, nabadzīgas valstis var tikt uh, izmantotas kā tādas plašas alternatīvas lauksaimniecības um, kultivējumās platības uh, mums ir nedrīkstam pieļaut to, ka šādā veidā, piemēram, lauksaimniecības produkti tiek radīti, e, ražo, saražoti teritorijās, kur ir ārkārtīgi zemas darba izmaksas un e, netiek ievērot nekādas, ne, nekādas sociālās un darba tiesības. Mums ir jāiestrādā šeit drošības klauzulas, un tas jādara tūlīt pat. Nedrīkstam nogaidīt piecus gadus, mums jārīkojas daudz straujāk, jo citādi cietē no tā visa būs tieši eiropieši. Liels paldies! Nākamais runātājs vienu minūti ir Žamet kundze. Priekšādātāji kolēģi, jau 40 gadi pagājuši, kopš mēs esam izstrādājuši šo GSP sistēmu attīstības valstīm pēc uh, attiecīgās konferences. Tas bija paredzēts, lai palīdzētu atp, attīstīties nabadzīgākajām valstīm pasaulēm. 40 gadi pagājuši un esam šajā pasākumā pilnībā izgāzušies, piedzīvojam drīzāk regresu pilnīgi visās plāksnēs. Šī sistēma pilnīgi neņem vērā nekāda veida vidas prasības un ētikas prasības šo attīstības valstu darbības veicināšanā, nu kaut vai Bangladeša. Uh, Mēs eh, neesam ņēmuši nopietni visas šīs eh, nopietnās apsūdzības par, eh, piemēram, šo ķīmijas fabrikas incidentu, mm, kur bija desmitiem bojā gājušo. Tāpat ir arī virkne citu, mm, piemēram, noliktavu tieši Bangladešā, kur netiek ievērot nekādi standarti. Uh, Šī sistēma līdz ar to nav atbilstīga, tā nav efektīva, tā maksā ļoti daudz, tā nāk par skādi vīriešiem un sievietēm, apdraud viņu tiesības un nu, beigu beigās neko nedod. Paldies! Līdz ar to grupu runātāji uzstāties ir beigušies, tālāk došu vārdu individuāliem runātājiem un pirmais no tiem ir Dārtmutas uh, vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šī vispārējo tarifu preferenču sistēma ir viena no trīs instrumentiem, ko es piedāvā attīstības valstīm. Uh, Un ir tikai un vienīgi saprātīgi, ka mēs mudinām attīstības valstis integrēties pasaules tirniecības arēnā. Uh, Arī es pats um, parakstīju manifestu, kur, kurā iestājāmies par tirzniecību un nevis par palīdzību. Un, protams, ka labumu, kas izriet no tirzniecības, visdrīzāk var ilgt krietni um, garāku periodu nekā piedāvātā palīdzība. Bet tāpat laikā, un tas ir milzīgs bet šajā gadījumā, Eiropas Savienība izmanto šīs sistēmas un instrumentus, lai virzītu uz priekšu pati savu politisko darbu kārtību. Un ne jau es vienīgais esmu, kas to saka. Eiropas Savienība pati un tirniecības komisija komisārs tieši tāpat, tāpat arī e, kolēģi ļoti skaidri ir par to jau izteikušies. Un viens otrs te ārkārtīgi lepojas pat ar to, e, līdzīgi kā to nu patās teica deputāta Šāki savā runā. Nu viens piemērs - Šrilanka. Tā nekad nav bijusi um, nekad nav bijis tā, ka tik bagāta valsts tik smagi cieši no tsunami. Nu, tā tas tieši notika pavisam nesen. Nu, neskatoties uz to īsi pēc tam, eh, es atsaucu GSP sistēmu šai valstī. Pilnīgi pol, tikai un vienīgi politiski iemeslu dēļ. Un šī rīcība vienkārši bija nu, tāda mm, iespītē, iespītēšana, un šāda veida rīcību pieļaut nevaram. Liels paldies, nākamais runātājs Lancīnīkungs uz vienu minūti. Priekšādātāji, paldies! GSP sistēma nozīmē tarifu samazinājumu attīstības valstīm un tā, valstīm, kam nepieciešama palīdzība, kam nepieciešams atbalsts, lai nodrošinātu, piemēram, ilgspējīgus standartus arī cilvēktiesību jomā. Tāpat svarīgi nodrošināt vides standartu aizsardzības ievērošanu, īpaši tekstilu izstrādājumu ražošanas jomā šais valstīs. Mums ir jāpārliecinās, ka Tāpat laikā šāda GSP sistēma nerada kropļojumus mūsu pašu ražošanas sektoros. Ir vajadzīgs atbalsta klauzulas un tās attiecīgos gadījumos arī jāiedarbina. Nu, piemēram, Janma un Kambodža, kuru gadījumā šī sistēma uh, un uh, at, no, noveda pie tā, ka cieta attiecīgā ražošanas nozara Itālijā. Nē, mums jāraugās uz šīs sistēmas saņēmēju valstīm un jāsaprot, ka vienlaikus šī sistēma ir uh, nu, tāda, ko var gan liekt, gan no jauna piešķirt eh, saņēmēju valstīm atkarībā no standarta ievērošanas. Eh, mums jās, jā, jāveido gan motivēšanas, gan arī sankciju sistēma šai gadījumā, un jāpārliecinās, ka standarti patiešām tiek ievērto, ievēroti. Ir viens vienīgs runātājs pieteicies brīvā mikrofona procedūras ietvaros, lūdzu, jums arī vārds. Uh, Paldies priekšādātāji, saka deputāts Marijas. Gaispā sistēma ar šiem reducētajiem tarifiem, samazinātajiem tarifiem ir paredzēta, lai palīdzētu attīstības valstīm. Bet, protams, ka daudz Austrālija uzņēmumi ļoti strauji cenšas izmantot šo sistēmu savā labā. Tā rezultātā darba vietas vienkārši tiek pārliktas valstīm ārpus ES, nenodrošinot pietiekamas garantijas tiem, kas pēc tam šāda veida uzņēmumos tiek nodarbināti cilvēktiesības tiek pārkāptas. Tas būtībā ir sociālais dempings. Šis preces līdz ar to var saražot par krietni lētākām uh, cenām. Un, nu, protams, tad bez tarifiem tālāk e, ie, ievest Eiropā. Tas kropļo konkurenci. Un jāsaka, tam visam ir ļoti negatīva ietekme. Tā vietā, lai palīdzētu šiem iedzīvotājiem attīstības valstīm, gluži otrādi, mēs faktiski. Um, kaitējam nabadzīgākiem cilvēkiem šais valstīs un faktiski palielinam tikai šo multinacionālu uzņēmumu peļņas maržu. Uh, Liels paldies, līdz ar to debatas ir noslēgušās, un tagad došu vārdu komisāram. Liels paldies priekšādātāji, godātie deputāti. Liels paldies par šiem komentāriem un ieguldījumiem, ieguldījumu debašu laikā. Jā, nudien esam apņēmības pilni pārliecināties, ka GSP politika kopā ar citām mēs e politikām dod savu ieguldījumu eh, universālu un pamata, pamata tiesību vērtību aizstāvēšanā pasaulē. Un šai ziņā GSP ir ārkārtīgi svarīgs tirniecības politikas instruments, kura mērķis ir palīdzēt attīstības valstīm izvērst eksportu no šīm saņēmēju valstīm uz ES. Tādējādi ar šo sistēmu esam e, panākuši to, ka miljoniem cilvēku ir spējuši izkļūt no nabadzības. Turklāt tas dod ieguldījumu arī cilvēku tiesību un nepaspējīgas attīstības um, izvēršanā. Komisija kopā ar ārējās darbības dienestu turpinās uzraudzīt un cieši uzraudzīt šīs sistēmas piemērošanu un darīs to sadarbībā ar saņēmēju valstīm. Mēs turklāt uzsāksim pētīt arī to, kā iespējams šo sistēmu uzlabot, tā lai jaunā GSP regula būtu kvalitatīvāka. Ņemsim vērā arī jūsu ļoti skaidros priekšlikumus un prasības tā, lai šī sistēma varētu turpināt darboties un nest vispārēju labumu. Mēs ar nepacietību gaidām iespēju sadarbieties ar Eiropas parlamentu, strādājot pie šīs ļoti svarīgās prioritatīvās jomas ES tirniecības politikā. Paldies! Nākamais runātājs referents pats Fjellnerkungs lūdzu. Lielas paldies! Paldies, komisāra kungs, paldies, godētai kolēģi, par šīm debatēm. Es jāsaka, redzu tādas divas vispārējas tendences šajās debatēs. No vienas puses ir tādi, kas saka, ka, lūk, mēs nepiedzīvojam to attīstību, ko vēlē, vēlējāmies panākt. Un ir tādi, kas saka, ka esam stagnējuši, ka nav nodrošināta šo nabadzīgo valstu attīstība. Nu, nenoliedzams fakts ir tas, ka vēsturiski cilvēce nekad nav piedzīvojis tādu situāciju, kad ir tik maz cilvēku, kas dzīvo absolūtā nabadzībā. Tātad progress ir panākts. Un Vienīgā, ies, vienīgā saikne, kas šajā gadījumā ir tā, kas tiešām nodrošina tālāk attīstību, ir saikne ar pasaules ekonomiku un pārvaldība. Un tieši šīs lietas varam uzlabot ar GSP sistēmu. Un otra šī tendence ir tāda, ka mums ir bijuši kam tajā plašas diskusijas un atkārtoti par to, ko darīt ar tiem, kas neievēro noteikumus Un tad ir tāda cilvēka šeit, kas uz, uz, mēģina teikt, ka mēs neko nedarām. Nē, tā nav taisnība. Šrilanka ir spilgts piemērs. Šrilanka ir piemērs tam, ka jūs, jums tiek liekta šī sistēma, tad, ja noteikumi netiek pildīti. Un tas pats attiec arī uz Mjānmu. Un vēl viena lieta. Tad, kad šīs. Uh, pil, valstis e, sistēma, sistēmas noteikums neievēro, tad, protams, tā arī vairs nespēja funkcionēt. To esam piedzīvojuši. Esam redzējuši vēstures grāmatās virkni procesu, bet. Uh, Red, nesam redzējuši, tik, tik viegli redzams nav tās lietas, kas e, netiek piedzīvotas tieši tāpēc, ka tiek respektēta šāda veida sistēmas un instrumenti, cilvēktiesības un tam līdzīgi, jo dažādas negatīvas lietas vienkārši nenotiek tāpēc, ka mēs uh, esam panākuši viņu vēlmi piesaistīties šai sistēmai, ievērot noteikumus. Tāpēc, godātie kolēģi, gribētu jūs visus mudināt izturēties strikti spēcināt uzraudzības procesu, bet nesodīsim tos, kas jau ir apspiesti, vēl tālāk eh, sāsinot viņu nabadzību, izmantojot katru triku šai regulā, eh, gluži otrādi, lai palīdzētu viņiem tālāk attīstīties. Lielas paldies, saka priekšsādātāji. Debats līdz ar to ir noslēgušās, un balsojums būs pavisam drīz šodien 12. Tālāk sāksim diskusijas eh, par cilvēktiesību demokrātijas uz tiesiskumu principu pārkāpumiem. Un pirmais no apskatāmajiem tematiem ir cilvēktiesību stāvoklis Kazahstānā. Pirmām kārtām došu vārdu Heidī Hautalai. Viņa ir viena no rezolūcijas sagatavotājiem. Lūdzu. <laughs> Mettez votre micro, ça ira bien. <laughs> Es atvainojos, priekšsēdētājs kundze, es eh, runāju ar citu deputātu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments nosodītu cilvēktiesību un demokrātisko standartu pasliktināšanos Kazahstānā, jo Kazahstāna ir valsts, kura ir parakstījusi padziļinātas sadarbības un partnerības līgumu ar Eiropas Savienību, un šajā līgumā ir paredzēts politiskā dialoga stiprināšanas aspekts. Tāpēc nav pieļaujams, ka pamatiesības, cilvēktiesības un ilgtspējīgas attīstības jautājumi tiek atstāti novārtā šajā valstī. Ir eh, zināms, ka politiskas apspiešanas rezultātā daudz ir cietuši, ir daudz politieslodzīto, kuri cietumos tiek spīdzināti. Un mums, Eiropas Savienībai, uz to ir jādod sava atbilde. Mums eh, ir jāiestājas arī par arotbiedrību aktīvistiem. Es nosaukšu divus vārdus, un tie parādās arī mūsu kopīgajā rezolūcijā. Tas ir Nurbeks Kušakbājevs un Amins Eulisins. 2018. gada maijā viņi no apcietinājuma tika atbrīvoti dro uz drošības naudu, taču viņu Runātāja tiek pārtraukta. Demis Māker kungs, viena minūte jums arī lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētājs kundze. Protams, eh, tas priecē, ka Eiropas parlaments runā par cilvēktiesību stāvokli Kazahstānā. Jau 15. gadā mēs ar Kazahstānu parakstījām padziļinātas sadarbības uh, nolīgumu, kurā bija apakšnodaļa par cilvēktiesībām un pamatiesībām. Bet atkal un atkārtot Eiropas parlaments eh, pieņem dažādas rezolūcijas un mūs eh, uzrunā dažādas nevalstiskās organizācijas stāstot par cilvēktiesību pārkāpumiem Kazahstānā spīdzināšana cietumos, nepamatota aizturēšana, Ļoti daudziem cilvēkiem dzīve Kazahstānā ir kļuvusi smaga, un tas ir tieši režīma e, panākums. Nurbeks e, Kužbakājevs e, un arī citi Asets Abiševs šobrīd ir iemests cietumā, bet eh, es domāju, ka mums, Eiropas parlamentam, ir jāgriežas pie Kazahstānas parlamenta un kaut kas jādara. Mēs AFET komitejā esam tikušies ar Kazahstānas eh, varas iestādēm un tomēr. Mums ir jāsaka Kazahstānai, ko mēs par visu to domājam. Tagad eh, Šolts kungs lūdzu vienu minūtu. Lūdzu ievērot runāšanas laiku. Paldies, priekšsarētāji! Viena no galvenajām mācībām pēc eh, pirms 30 gadiem notikušās eh, sociālismu eh, sistēmas sabrukšanas ir tāda, ka ir nepieciešams stiprināt demokrātiju noturību. Demokrātija un līdzdalība demokrātiskajos procesos ir jātiek nodrošinātai visur. Tāpēc ar nožēlu jākonstatē, ka cilvēktiesību un pamatiesību situācija Kazahstānā ir pasliktinājusies pēdējos gados it īpaši e, pēc tam, kad cīņa pret ekstrēmismu tiek izmantots kā aizbildinājums, lai vērstos pret politiskajiem oponentiem. Mūsu rīcībā ir daudz ziņojumu par to, ka šīs valsts iedzīvotāji vēlas piedalīties savas sabiedrības veidošanā, tāpēc uzskatu, ka politiski motivētās lietas arī uh, ir tulīt pat jāizbeidz. Paldies, kolēģi! Pēc PSRS sabrukuma Kazahstāna kļuva par neatkarīgu valsti. Ar šādu notikumu cilvēki saistīja cerības, ka viņu valsts beidzot attīstīsies par demokrātisku valsti pēc daudziem gadiem autoritāra režīma. Valsts, kur eh, spēkā būs tiesiskums, vārda brīvība, uh, tirgus ekonomika, un visi iedzīvotāji varēs dzīvot droši un brīvi. Diemžēl šīs cerības nav piepildījušās. Eiropas Savienībā ir Kazahstānas lielākais tirdzniecības partners, un ir noslēgusi partnerības un sadarbības vienošanos 2015. gada decembrī, un tajā uzsvēra, cik svarīgi šādai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Kazahstānu ir nodrošināt cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanu. Diemžēl Vairāk kā trīs gadus pēc šīs vienošanās noslēgšanas eh, nāk secināt, ka nekas šai situācijai nav uzlabojies. Nevainīgie tiek, ie, eh, tiek apcietināti, cietumnieki tiek spīdzināti un politiskie oponenti vajāti. Tāpēc man prieks, ka eh, šeit politiskās grupas atrada kopīgu valodu, lai kaut ko darītu. Viena minūte Gomešs kundzei lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kundze. Es eh, piedalījos eh, Azerbaijeva režīma eh, es redzēju, kā tas notiek. Režīms ir kleptokārs un autokrārs. Delegācija viesojoties Almatī uzzināja, ka Kazahstānas policija ir arestējusi tos cilvēkus, kuri vēlējās tikties ar mums, Eiropas parlamenta delegācijas pārstāvjiem. Mēs zinām, kas notiek cietumos, politieslodzītie, to spīdzināšana, un mēs šajā rezolūcijā pieprasam, lai pilnīgi visi rezolūcijā pieminētie cilvēki tiktu nekavējoties atbrīvoti. Tādu ir vairāki duči. Uh, Mēs iestājāmies par Kazahstānas demokrātisku attīstību, un, protams, piemēram, nākamā nedēļa ir paredzēta demonstrācija pret prezidentu. Ir jau skaidrs, kas notiks ar šo, demokrāt, ar šo demonstrāciju, un tomēr Kazahstāna ir um, sava veida dinozaurs, kurš uh, ir šo attīstības ceļu izvēlējusies, un tomēr uz demokrātijas ceļa knap piturās. Prieksēdētājs Drojevska kungs vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētājas kundze. Šobrīd notiek trialogs, un tāpēc es runāju Rūžas Tūnas vārdā, kura tomēr ir rezolūcijas autora, un nevis es, kā rakstīts uz ekrāna. Un tomēr es vēlētos varbūt ieskacēt to, ko Roža man pateica. Uh, Rezolūcija par Kazahstānu. Mēs pieprasām, lai Kazahstānas valdība tomēr īstenotu to, ko īpašais ANO sūtnis tai ir teicis. Protams, tātad nekavējoties ir jāpārtrauc represijas, neadekvāti aresti, Šis eh, ANO sūtnis ir um, griezies pie valdības arī pārskatīt mēdīju likumu, kurš stājās spēkā šogad. Un visbeidzot, krimināla likuma 174. panta e, piemērošana, kurā runa iet e, par specifiskiem pārkāpumiem, kur nevienā citā valstī ne, e, neeksistē. Paldies, saka prieksēdētājs. Labrīt, labrīt, un tagad sociāla demokrāta grupas vārdā Džūlijai Vardai vārds lūdzu. Pēdējo piecu gadu laikā es cieši esmu sadarbojusies ar Kazahstānas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Es esmu izteikusi savu solidaritāti eh, cilvēktiesību aktīvistiem, un man ir skaidrs, eh, ka šajā valstī notiek eh, drausmu lietas. Ablovas Dezemājevs, viņam piesprieda trīs gadu cietumsodu tikai par to, ka viņš tiešsaistē nopublicēja kritisku rakstiņu par valdību. Un e, tieši pēc tā paša krimināla likuma panta ir notiesāta viena sieviete, kur ir četru mazu bērnu māte. Šādu vārdu ir ārkārtīgi daudz. Visus nosaukt nav iespējams. Un starptautiskie novērotāji, kur seko līdzi notikuma attīstībai, visi kā viens apgalvo, ka varas iestādes cietumos un apcietinājuma viet, aizturējuma vietās iemet cilvēkus bez jebkāda pamata vai e, e, tiesas lēgu līmuma. Azet Abišev un saņēma četru gadu cietumsodu, un Almats Sumegalovs un Kenzels Abižeks visi šie manis nosauktie ir saņēmuši septiņu, astoņu gadu cietumsodu. Tas nav pieļaujams. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad EFDD grupas vārdā dodu vārdu um, Natanam Džilam. Lūdzu, paldies, prieksēdētāja kungs! Šis eh, parlaments tam ir atbildība savu iedzīvotāju priekšā un, protams, ka par Kazahstānu mēs varam runāt, bet eh, kaut arī cilvēktiesības eh, šajā valstī tiek pār, pārkāptas, mums tomēr vajadzētu padomāt par to, kas notiek valstīs, kas ir tiešā mūsu tuvumā, proti, kas notiek piemēram Ukrainā. Ukraina arī un arī citas mūsu kaimiņu valstis ir e, parakstījušas e, sadarbības e, līgumu ar Eiropas Savienību. Šobrīd pret valdību ir, iz, ir īstenot zinā, iznāms spiediens. Ja nav brīvas preses, tad nevar būt arī brīvu vēlēšanu. Es runāju par Ukrainu. Visas politiskās eh, grupas bija viensprāts, ka mums ir jānosoda patreizējā cilvēktiesības situācija Ukrainā, kamēr ETP šo rezolūciju nopub, nobloķēja. Paldies, paldies. Tagad esam izsmēluši brīvā mikrofona procedūrā runāt gribētājus, un pēdējais ir Aņiekungs. Činkuja vārdzo, e, prezidents. E, Karš kolēģis, u Kazahistão, ka foi o primeiro país. Dargie kolēģi, Kazahstāna, saka Farijas kungs, Kazahstāna ir Vidusāzijas valsts, kura ir sēdējusi apvienoto nāciju drošības padomē. Tā ir bijusi Padomju Socialistiskā republika un šajā valstī tiesības tā kā e, ārpus normas e, kopienām nav vispār, nemaz nerunājot par LGBTI un tā tālāk. Situācija ir ārkārtīgi smaga un prezidenta režīms. E, cietumos iemet eh, kā arotbiedrību aktīvistus, cilvēktiesību aktīvistus, reliģiskos aktīvistus un pat bērnus. Tas viss notiek šajā valstī, un mēs par to esam runājuši jau gadiem. Eiropas Savienība savā sadarbības līgumā ir ierakstījusi, ka varas iestādes nedrīkst šādi rīkoties, un tomēr uh, Arī saskaņā ar Venēcijas komisijas teikto šai valstī ir vairāk jādomā par saviem cilvēkiem un jāatbrīvo politieslodzītie. Nākamais Juans Ferrando Lopes. Lūdzu, vārds jums. Paldies, prieksēdētāji kungs. Godātais eh, Mimits kungs. Par eh, situāciju Kazahstānā runājot un tās cilvēktiesībām, atcerēsimies, ka pirmkārt starp Kazahstānu un es ir eh, noslēgts sadarbības līgums, un tai ir ļoti labi tirzniecības noteikumi ar Eiropas Savienību. Prezidents Nazarbājevs eh, ir sēdējis šajā amatā jau padomi laikos un šo amatu saglabājis. Viņš uh, Cietumos iemet opozicionārus un viņu ģimenes locekļus. Abizājevs ir saņēmis četru gadu cietumsodu un apvienoto nāciju cilvēktiesību komiteja ir nosodījusi daudz šādus gadījumus, daudzus. Muktars Zijavskis, par kuru mēs runājam šajā e, rezolūcijā, viņš cietumā ir ticis spīdin, spīdzināts, tas ir pierādīts un eh, apvienoto eh, nāciju eh, aktīvistu to visu no, nosoda. Prieksēdētājs, paldies, Marijas kungs nākamais. Paldies, prieksēdētāja kungs. Protams, visi jau šajās debatēs ir vienas prātes, un tas jau izskanējis vairāk kārt, ka cilvēktiesības stāvoklis Kazahstānā ir nožēlojams. Un Kazahstāna ir viena no tām valstīm, kurā izlauzās no padomju ķetnes, un tomēr šīs valsts pārēja uz demokrātiski stabilu ceļu, ceļu šķiet nav notikusi. Šajā valstī netiek ievērotas pamatiesības, cilvēktiesības, un tomēr, un tomēr rietumi šīm valstīm pietiekami nepalīdz, jo valstīm šobrīd, šobrīd šīs valstis eh, ir ieinteresējušas lielos starptautiskos uzņēmumus un demokrātiju mēs esam aizmirsuši. Galvenais, lai nauda ripo. Šie lielie starptautiskie uzņēmumi šīs valstis eksploatē, un par to mēs nerunājam. Tā ir medaļas otra puse. Protams, ka mums ir jāsako līdz demokrātijas attīstībai šajās valstīs, un mēs nevaram vienkārši iedot zaļo kartiņu lielajiem uzņēmumiem. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad, kas taldo kungs lūdzu? Paldies, prieksēdētāja kungs! Kazahstānas Kazahstāna ir ne tikai viena no lielākajām pasaules valstīm, tā ir ārkārtīgi bagāta ne tikai dabas resursu ziņā, bet arī savas kultūras un vēstures ziņā. Šajā valstī jau gadsimtiem, gadu tūkstošiem dažādas kopienas un tautības ir dzīvojušas cieši plecu pie pleca. Tāpēc ir tik nožēlojami, ka šis apspiedošais režīms šādi izturs pret eh, saviem iedzīvotājiem. Uh, Šeit jau izskanēja LGBTI, bet eh, tas jau ir tikai nieki, salīdz, <laughs> ja tā varētu teikt, salīdzinot ar žurnālistiem, arotbiedrību aktīvistiem un tā tālāk un tā joprojām. Pat miermīlīgas demonstrācijas dalībnieki tiek samesti cietumos. Pagājuši gadu Eiropas parlamentā viesojās Kazahstānas eh, delegācija un uh, viens no šiem eh, apmeklētājiem bija ielikts psihiatriskajā slimnīcā par absolūti smieklīgu eh, pārkāpumu pēdiņās. Mūsu rīcībā ir šis eh, partnerības un sadarbības nolīgums, bet vai tas, ko ir devis Kazahstānas iedzīvotājiem, nezinu. Jā, paldies. Tālāk Šons Kelijs. Šī rezolūcija apskata situāciju cilvēktiesību jomā Kazahstānā. Krimināla tiesa ir uh, apstiprinājusi lēmumus, kas ļauj vajāt opozicionārus žurnālistus. Cilvēki saņem ilgus uh, cietumsodus, cietumos tiek spīdzināti sociālo tīklu lietošanu kontrolē valdība, un sociālo tīklu lietotāji tiek ieslodzīti, un valdība izmanto reliģiozu pamatojumu patvaļīgajiem ieslodzījumiem. Krimināla kodeks ir pārāk politisks. Mēs aicinām Kazahstāna izmantot eh, Eiropas padomas eh, ieteikumu šajā jomā. Jā, paldies. T tie bija deputāti, kas vēlēs izteikties. Tagad došu vārdu komisāram Mimicam, lai viņš nāk klajā ar komisijas eh, nostāju. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, paldies par šo iespēju apspriest cilvēktiesību situāciju Kazahstānā. Kā jūs zināt, Eiropas Savienības uh, padziļinātās sadarbības e, e, līgums, kurus tagad ir ratificējis 25 dalību valstis, nodrošina nopietnu ietvaru mūsu tālākai sadarbībai. Tā pilnvērtīga ratifikācija ļaus mums e, stiprināt sadarbību citu starp arī cilvēktiesību jautājumos, balstoties uz esošu regulāru dialogu ar Kazahstānu. Cilvēktiesību dialogs un Tieslietu iekšlietu apakškomiteja pagājušajā gada nogalē citu jautājumu starpā apspried arī to, cik svarīgi ir neatkarīga tiesu vara un normatīvās pilnvaras, eh, lai konstitucionālie mehānismi darbotos efektīvi. Tāpat kā arī nulles iecietība pret spīdzināšanu un ne neatkarīgu uzraudzību aizturēšanas iestādēm. Eiropas Savienība ir paudusi arī bažas saistībā ar neatkarīgu presi, vārda brīvību, pulcēšanās brīvību. Tāpat Kazahstānai ir arī turpmāk jācenšas radīt sab pilsoniskai sabiedrībai labvēlīgu vidu arotbiedrībām un žurnālistiem. Mēs rūpīgi sekojam notikumiem cilvēktiesību jomā Kazahstānā, tā skaitā aktualizētajam likumam par arotbiedrībām un tā sadarību ar starptautiskā darba organizācijas standartiem un ietekmi uz pilsonisko sabiedrību, ko atstāja likums par NVO finansēšanu. Eiropas Savienības un Kazahstānas sadarbības komiteja janvārī vienojās, ka Eiropas Savienības eh, delegācija uh, un Kazahstānas eh, iestādes eh, vēlāk reaģēs uz konkrēti minētajām problēmām. Tiesiskums būs eh, viens no svarīgākajiem sektoriem, kur Eiropas Savienības sniegs atbalstu, izmantojot jauno tiesiskuma programmu, kas uzsāk savu darbību 2019. gadā. Paldies! Paldies komisāru kungam! Esmu saņēmis sešas e, rezolūcijas projektus no zaļajiem, ECR, GOE, ALDE, sociāldemokrātiem un ETP. Ar to slēdzam šīs debatas. Balsošana notiks šodien vēlāk. Nākamais punkts darba kārtībā - Irāna, jo īpaši cilvēktiesība aizstāvi lieta. Šeit Ir mums seši dokumenta autori, un eh, sāksim ar tiem. Pirmā, eh, pirmā ir Valero kundze. Prieksēdētāji kungs. Šajā valstī reliģiskā brīvība, eh, vides aizsardzība, arotbiedrības un tā tālāk un tā joprojām pašsaprotams lietas mums nozīmē, ka cilvēkiem tiek piespriest nāvesots. 18. gadā pār par 2000 cilvēkiem tika izpildīts nāvesots, un eh, šajā valstī uh, sievietes pagājušajā gadā izgāja demonstrācijā, noņemot no galvas hidžabu, uzliekot to uz mieta un izmantojot kā karogu. Daudz no šiem sievietēm tika iemestas cietumā, un uh, Eh, Amnesty International stāsta par pār par 200 sievietēm, kuras cietumā tika spīdzinātas tikai tāpēc, ka viņas noņēma galvautu. Es uzskatu, ka tas ir eh, demokrātiskās civilizācijas pienākums iestāties par šīm sievietēm, lai tās varētu dzīvot brīvi. Uh, Un eh, viena no šiem sievietēm tai tika piespriezt 38 gadu cietumsots un 124 pletnes cirtieni. Tas ir šokējoši tikai par to, ka viņi noņem galvā 38 gadu cietumā. Paldies! Tālāk Kornelija Ernsts kundze. 2013. gadā eh, iepazinu Eh, abas eh, Sakaro balvas laureāts Nazrīna Sutadei un otru 2013. gadā, pēc tam viņa atkal nonāca aiz restēm. 38 gadi cietumā, 124 pletnes cirtieni, tas ir ne tikai arhaisks sots, bet milzīgs skandāls un uzbrukums mūsu personīgajiem interesēm. Uh, un cilvēkiem, kā Suta Dēkundze, kas e, iestājas par cilvēku brīvību. Tas ir pirmais, ko mēs prasam - Sotu Dē atbrīvot, bet ne tikai viņu, bet arī vides aktīvistus, cilvēki, kas e, gāja uz ielām protestēt sociālu iemeslu dēļ, etnisku iemeslu dēļ. Tie, viņi visi ir ieslodzījumā vai žurnālisti. Viņi, viņus ir jāatbrīvo no ieslodzījumā. Mums ir šie jautājumi jāuzdod atkal un atkal, nedrīkstam piekāpties. Un pateikšu vēl kaut ko. Šajā situācijā situācijā, kad atkal notiek eskalācija cilvēktiesību pārkāpumiem. Šajā situācijā Eiropas Savienības starpparlamentārā delegācija uh, Irāna praktiski tiek likvidēta, jo kopš eh, nu, jau vairākiem gadiem Irānas eh, delegācija nesanāk kopā un neapspriežas, un tas vienkārši skandalozi. Paldies Ernces kundzei, tālāk Šāks kundzei. You, Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, kolēģi. Mēs Eiropas parlamentā piešķiram Saharovu balvu cilvēktiesību advokātei Nasrīnais Sotudē. Un viņa turpina darbu, lai aizstāvētu ierindas irāniešus, kuri pārāk daudzos gadījumos ir cietuši no cilvēktiesību pārkāpumiem. Viņa bija juriste tām sievietēm, kas eh, protestēja pret obligātu hijāba nēsāšanu. Pirms viņu pašu arestēja atkal un piesprieda vienkārši nenormālu sodu - 38 gadus eh, cietumā un 148 plētnes cirtienus. Tas ir nepieņemami. Augstāji pārstāvēja Mogherīnija ir publiski jāpievienojas mūsu aicinājumam, nekavējoties atbrīvot Nasrīnu Sutadē. Šī apsēstība ar Islamiskās republikas tiesu varu un e, viņu vēlme apturēt un apklusināt Nasrīnu Sutadē liek mums e, iestāties vēl vairāk par universālām cilvēktiesībām visiem irāniešiem, un viņi ir pelnījusi mūsu pilnīgu atbalstu. Dziękuję bardzo. Paldies! Tālāk Hāna kungs. Priekšsēdētāji kungs. Cilvēktiesība aizstāve un narodbiedrība aktīvisti tiek arestēti katru dienu tikai tāpēc, ka viņi cīnās par strādājušo tiesībām, vides standartiem un pret nāvisodu. Irānas valdība vajā BBC Persija žurnālistus neievērojot pienācīgo tiesu varas principus. Nasrins Tudai saņēma nesamērīgi garu cietumsodu aizstāvot eh, sievietes, kas izrādīja protestu sabiedrībā. Valdošais režīms vēlas eh, sūtīt signālu ar šo sodu, ka brīv, vārda brīvība nav pieņemama. Man ir ziņa Irānas varas iestādēm. Mēs ne, nepārstāsim prasīt uh, prasīt Nazarīnas Tudē un visu to, kas ir eh, nepamatoti arestēti atbrīvošanu. Jūs nevarat apspriest visu sabiedrību, īpaši, kamēr visa pasaule noraugās. Mēs no savas puses turpināsim atbalstīt irāniešus, kas. Irāņus, kas vēlas eh, panākt savas valsts un sabiedrības brīvību. Paldies, tālāk Tanok kungs. Priekšsēdētāj kungs Cilvēktiesību situācija Irānā mums ir labi zinām, tā ir katastrofāla. Žurnālisti un NVO, kas nepilda valdības eh, režīma vēlmes, saskaras ar vajāšanu. Tas skar visas eh, pilsoņu grupas, eh, kas iebilst pret brutālo valdības rīcību. Šiem cilvēkiem tiek liekt visas pamatiesības, arī reliģiozā brīvība tiek apspiesta, kā to pierāda kristiešu un citu minoritāšu vajāšanā. Pēdējos mēnešos mēs pat pieredzam pastiprināšos sistemātiskajās kampaņās pret kristiešiem, kas tiek arestēti un uh, tikai tāpēc, ka viņi miermīlīgi seko saviem reliģiskajiem rituāliem. Vairāki simti eh, šo cilvēku ir aizturēti pēdējos mēnešos. Sievietēm eh, ir ļoti maz tiesību un pat ne, neliela nepakļaušanās tiek eh, sodīta ar arestēm, tad, kad sievietes protestē pret obligātu hijābu nesāšanu. Nāves soda izpildi ir ļoti ar ļoti augstiem rādītājiem tiek apgalvots par 273 personām, kas pagājušā gadā sodīta ar nāvu ir jārunā par fundamentālistu režīmu, kas ir atņēmis saviem iedzīvotājiem visas tiesības, iedzimts viņas nabadzībā, nonākot eh, starptautiskā izolētībā. Tāpēc parlamentam ir jānosoda šis režīms, mēs to daram jau gadiem ilgi, bet, diemžēl, eh, tas nav radījis būtisks pārmaiņas. Paldies Tanakungam, tālāk Kelam kungs. Irāna ir viena no sliktākajām valstīm pasaulē, ja mēs runājam par tās pilsoņu tiesībām un brīvībām. Pagājušā gadā Irāna ieņem otro vietu navsodu izpildus eh, skaitā. 273 cilvēki tik sodīti ar nādu. Viens eh, vēl cilvēks pievienojums, jo viņš ir izdarījis pašnāvību. Daudz cilvēki iestājās pret pieaugušām izmaksām, korupciju un uh, tiesību apspiešanu. Viņi vaino režīmu, kas tērē naudu militāriem mērķiem, bet parasti iedzīvotāji cieši vairāk nekā jebkad agrāk. Mūsu īpašas bažas ir par Nasrinas e, Sotude likteni, un viņas vīru, kas saņēma sešu gadu cietumsodu par savu runu pasākumā, kur e, sievietes protestē pret obligātu hijabu nesāšanu. Marijana Akmārī Montlared e, jau ir deviņas gadus pavadījusi e, cietumā par pretvalstisku darbību. Mēs aicinām bez nosacījumiem atbrīvot visu cilvēktiesību aizstāvis, žurnālistus un citus. Jā, mēs kārtējo reizi mudinam un lūdzam Irānas varas iestādes uzvesties kā pienāks un mainīt savu darbību. Vai mēs tiešām ticam, ka Teherānas iestādes mainīs savu nostāju, labi saprotot, ka režīms neizdzīvos eh, brīvas eh, preses un vārda brīvības režīmā. Tāpēc aicinām augsto pārstāvi publiski no, norādīt, ka cilvēktiesību ievērošanai ir jābūt, piesacīt, eh, runātājs tiek pārtraukts. Atvainojamies, bet mums trūks laika. Paldies tālāk. Tautas partijas vārdā došu vārdu Kristienam Danam Predam, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Saharova balvas saņēmēja notiesā, saņēmējs notiesāšanu, tad runāja par Nasrinu Sutudē. Uh, Um, bija briesmīga. Viņi mudināja sabiedrības atcelties. Un šī, ta, šis, šis, šī not, šis notiesājums parāda, ka m, mm, tiek arvien vairāk apspriestas cilvēktiesības šai valstī. Pavisam nesen arī Dro komitejā mēs rīkojām uzklausīšanu par astoņu vidas aktīvistu aizturēšanu Irānā. Uh, un tie visi minēti mūsu rezolūcijā. Šāda veida pasākumu mūsos rada ārkārtīgi liels bažas, un es jau uzstāju arī šajā plenārsēžu zālē, ka cilvēktiesību aizsardzība ir jāpadara par centrālo degpunktu mūsu attiecībās ar Irānu. To gribētu lūgt Mimits kundzam noteikti arī tā pārējiem komisijas sastāvam. Tāpat laikā vēl gribu atgādināt, ka mēs esam pieprasījuši nosūtīt steidzamu ad hoc eh, misiju eh, delegāciju uz Irānu no, komite, eh, no cilvēktiesību apakškomitejas. Lielas paldies! 247. vieta nav aizņemta, acīm redzot, Fleckensteina kungs vēl nav paspējis ierasties, tāpēc nākamajam došu vārdu. EKR grupas pārstāvim Basam Belderam. Lūdzu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Vier... Paldies, priekšādātāji. 40 gadi Islāma republika Irāna pastāv. Un esam nonākuši pie visai absurdiem jautājumiem. Nu, piemēram, kur tad ir tie drošības draudi? tam, ka nu, cilvēki Irānā lasa Bībeli vai svētos rakstus. Bībeli taču veid, mudina uz, uz miermīlīgu attieksmu, un tāpat laikā Irānā mācītājs un viņas sieva tika um, apsūdzēti un notiesāti par nepare, nepatiesām lietām uz cietumsodu, un kristieši tiek vajāti. Uh, Un tas mums ir jāpasaka skaidri un gaiši, jānosoda šāda rīcība. Libo, dzīvoju Nīderlandē, Apeldornā, un, un mēs e, pieļaujam visa veida grupējumiem tikties, apspriesties. Uh, Jāsaka, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka lūk šādi 40 gadus turpinās e, tirānija. Mums ir jāatbalsta miermīlīgie Irānas e, iedzīvotāji, tādi kā Nasrina Sutudē. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs Jaromir Štetina. Pānovē, svevulni. Dāmas un kungi, patvaļīgi āresti, spīdzināšana, safabricēta tiesas, safabricētas tiesas prāvas. Tā ir Irānas realitāte šobrīd. Šai valstī ir visvairāk eh, ar nāvi sodīto uz vienu uz vien iedzīvotāju, salīdzinot ar visām citām valstīm pasaulē. 567, 16. gadā, 17. gadā 507 ir nāvis sodītie, pagājušajā gadā 273 cilvēki sodīti ar nāvi. Pat nepilngadīgie sievietes, bērni tiek sodīti ar nāvi. Neret tas notiek publiski, ļoti tādā kardinālā veidā, piemēram, pakarot uh, Un tāpat arī jādomā par Nasrinas Tudē gadījumu. Viņa ir Irānas jurista, kas aizstāvēja um, sieviešu tiesības, un viņa tika papildus cietumsodam, viņai tika piespriestas 280 uh, sitieni ar pletni. Mēs zinām taču, ka viņai tika piešķirta Sakaro, um, viņa bija Sakaro balvas kandidāta, Un e, mums ir jārunā, jāsaka viņas vārds skaļi, jāsaka skaļi arī tie vārdi, kas e, nav vēl minēti, bet kas arī cieši no Irānas represijām. Irānas režīms jāsaus tā īstajā vārdā, tie, tas ir vienkārši noziedzīgs režīms. Lies paldies, saka priekšādātājs. Tālāk. Vistisen kungs. Terrorstat. En stat, der promoverer øh, terror. Tā vietā, uh, lai mēs nosodītu um, to, kas notiek šajā Irā, eh, notiek Irānā, mums ir jārunā arī par um, to, kas notiek Eiropā, un tomēr labi šobrīd par Irānu. Tie, kuri kritiski izsakās pret režīmu, momentā tiek uh, iemesti cietumā, un Irāna saskaņā ar vairāku sabiedrisko uh, nevalstisko organizāciju statistiku ir tā valsts, kurā režīms ir visbriesmīgākais un kritizēt nedrīkst neko. Es uzskatu, ka eh, komisijai vislielākajā mērā vajadzētu, runājot ar Irānas eh, pārstāvjiem, runāt arī par kodola atbruņošanos. Izmantosim sankcijas kā ļoti efektīvu rīku un uzspiedīsim uz to, lai tiek ievērotas cilvēktiesības. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Un pirmais uzstāsies deputāts Pospišēls. Priekšādātāji, paldies! Ļoti uzmanīgi klausījos debatušu laikā un priecājos, ka šīs debatas notiek, jo pirms pāris mēnešiem, kad mums bija apspriešanās ar Mogherini kundzi par kodolu programmu Irānā, man bija tāda sajūta, ka viņa centās nu, tā teikt, šos cilvēktiesības pārkāpumus, nu, tā teikt, piemirst. Bet, nu, beidzot saucam lietas īstajos vārdos. Tas ir totalitārs, noziedzīgs režīms, kuram nav ne mazākā respekta pret cilvēktiesībām. tiesībām. Un ļoti labi, ka šeit ir arī komisijas pārstāvs. Es ceru, ka jūs nodosiet mūsu viedokli tālāk arī Mogarīnī kundzei, Nu, jūs pateiksiet viņai, ka mēs uzskatām, ka ekonomikas intereses nedrīkst likt augstāk par cilvēktiesībām. Es ar pilnu sirdi parakstīšos zem šīs rezolūcijas un uh, esmu pilnībā pret jebkāda veida reliģisko minoritāšu apspiešanu Irānā. Mums ir svarīgi nosūtīt skaidru vēstījumu ar šo rezolūciju, jo kodolieroču darījumu dēļ mēs neesam gatavi pieciest visus pārējos pārkāpumus no Irānas puses. Uh, nē. Paldies, priekšsādātājs saka paldies Pospišila kungam. Nākamā runātāja Anna Gomeša. Jo vairāk es aizstāvu KCPA, jo vairāk es vēlos aizstāvēt to, ka Eiropas Savienībai skaļi jārunā par cilvēktiesībām Irānā tai jāatbalsta visi tie drosmīgie vīrieši un sievietes, kas cīnās par pašām pamatiesībām. Nu, kaut vai šīs sievietes, kas katru dienu pulcējas eh, baltos lakatos, lai cīnītos pret šo obligāto džihāba eh, valkāšanu. Mm, pagājušajā septembrī, pagājušajā gadā eh, bijām Irānā. Un pēc tam piedzīvojām to, ka vidas aktāvisti apcietinājumā gāja bojā. Nu, tas bija vienkārši absurdi, apkaunojoši. Tas bija arī tā ir arī burtiski vēršanās pret mums, un, piemēram, tas, ka šī Saharova balvas laureāte arī ir notiesāta. Un kā jau te tika teikts, ļoti daudzi cieši Irānā šobrīd, un to nedrīkstam pieļaut. Tas nav paciešams. Um, ehm, Nāsirnai sududē noteiktais sots faktiski ir pliķis visas Irānas civilizācijas sejā. Tas ir apkaunojoši. Uh, Nedrīkstam pieņemt to, un Mogherini ir skaidri un gaiši par to arī jārunā. Paldies Anai Gomešai, saka priekšādātājs. Tālāk deputāts Demesmakers. Kurš vēl atceras Nasrīnu Sudē, Irānas cilvēktiesību aktīvisti? Viņa 2012. gadā saņēma Saharov balvu. Viņa toreiz nevarēja to saņemt pat, jo viņai neļāva no valsts izceļot. Irāna jau tobrīd bija viens milzīgs cietums viņai, un tā tas ir joprojām. Nasrīna ir iemesta cietumā uz 38 gadiem, turklāt viņai piespriesti e, eh, um, pārsimts sitieni ar pletni, vienkārši tāpēc, ka viņi iestājās par to sieviešu tiesībām, kas protestāja pret pienākumu valkāt hijābu. Tas ir viens no ļaunākajiem eh, tiesas spriedumiem, kas piedzīvots cilvēktiesību attīvistu kontekstā, bet jāsaka, šāda veida tiesas sodi mm, skaitā pieaug. Uh, šīs tiesas prāvas ir vienkārši smieklīgas tajā, cik neobjektīvas tās ir, bet, protams, tas nav nekāds joks, tas ir briesmīgi ināinai šķiet, ka tā var patvaļīgi rīkoties nesodīti šādā veidā piespriest visbargākos sodus cilvēktiesību aktīvistiem. Mums ir jāpanāk to, ka Irāna saprot, ka šāda veida rīcībai ir jābūt sekām. To nevaram pieļaut, ka tas tiek ignorēts. Paldies Demes Maker kungam! Nākamais runātājs Fabio Masimo Castaldo. Priekšādātā paldies, godātie kolēģi! carcere a centoquarantotto frustate. Nasrin Nasrinai Sotudēļ piespriedz 38 gadu cietumā un vēl piedavām pletnes cirtieni. Viņi taču ir Sakarau balvas saņēmēji, viņi iestājas par cilvēkiem pašos pamatos. Un, nu, pat, uh, redzam, ka tieši to iemeslu dēļ, kādēļ mēs piešķīram viņai balvu, viņa tiek sodīta. Irānas režīms ir kļuvis vienkārši bezkaunīgs, un tāda rīcība ir nepieņemama. Nu, to nedrīkstam pieļaut. Žurnālisti tiek apspiesti, cilvēktiesības pārkāptas, tiesas spriedumi tiek piespriesti tikai tāpēc, ka viņi ir pateikuši kādu vārdu pret režīmu. Nasrīna tieši tāpat kā visi citi, kas iemesti apcietinājumā, faktiski ir politieslodzītie un pelna mūsu atbalstu. Mums tīri politiski ir jāizteno ļoti plašs darbs. Eh, protams, arī pie kodolieroču nolīguma, bet jāsaka, šie brutālie cilvēktiesību pārkāpumi ir jānosoda pilnā balsī. Mums ir jāīsteno ciešāka politiska sadarbība ar Teherānu, jā, bet tāpat laikā skaidru valodu jārunā par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem un jāsaka, ka mēs tos nepieņemsim. Paldies! Šenkuja, Fabio, pan... Paldies, Straģievska kungs, nākošais lūdzu. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa. Z tego też... Paldies! Es uh, sekoju nevis uh, iekšpolitikai, bet uh, drošības politikai. Un es manī skumdina tas, ka pietrūkst konsekvences paziņojumos un uh, Eh, rezolūcijās mēs esam runājuši par Pakistānu un Irānu jau iepriekš, par drošību, par migrāciju, un šodien mēs runājam par eh, cilvēku tiesību stāvokli, par eh, pārkāpumiem Irānā, kad cilvēku tiesību aktīvistes tiek vajātas, situācija ir dramatiska. Mēs vēlamies, lai mūsu politika būtu uh, ietekmīgāka, bet mums ir jābūt konsekventākiem, neatlaidīgiem, prasot no uh, valdībām ievērot uh, uh cilvēku tiesības, un es aicinu būt neatlaidīgiem, konsekventākiem. Paldies, Julija Borda! Of... Preses brīvības uh, situācija Irānā ir ārkārtīgi satraucoša. Man īpaši satrauc BB, eh, BBC eh, eh, žurnālistu liktenis. Viņi ir kļuvuši par Inā, Irānas varas iestāžu mērķi. Darbība pret BBC darbiniekiem sākās 2009. gadā, kad dienests uzsāk satelīta televīzijas pārraidi. Tomēr nesenie pasākumi ir eskalējuši šo darbību pret žurnālistiem un viņu ģimenēm. Šī vajāšana tai ir arī eh, dzimuma dimensija, jo tā galvenokārt ir vērsta pret eh, darbiniecēm, sievietēm un viņu eh, ģimenes locekļiem. Irānā dati par attiecībām, attieksmi pret sievietēm ir ļoti negatīvi. Nazarins Utadei saņēma 140 cirtienus ar pletnu un ieslodzījumu cietumā, un šāds gadījums ir ārkārtīgi nosodāms un uh, tiesu sistēmā ir ievēlēts jauns vadītājs. Izpētot uh, cilvēku uh, tiesības Irānā, ir norādīts, ka aresti, vajāšana, sekošana, sodīšana cilvēktiesību cīnītājiem tas parāda, ka ir nepieciešama ārkārtīgi asa atbild uz to visu. Paldies! Un Farijā kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! ir eh, tik eh, daudzi gadījumos, eh, kad mēs zinām, ka ir trūcis demokrātiskuma un cilvēktiesību ievērošanas. Eh, Ajatolas režīms ir eh, Irānā veicis daudzus noziegumus arī paši pret saviem pilsoņiem, un eh, nevar noslēpt faktu, ka Irāna ir viss tāda valsts, kas apspiež savus iedzīvotājus visvairāk, un ļoti daudz cilvēku arī tiek sodīti ar nāvisodu. Cilvēku tiesību cīnītāji nav nekāds izņēmums šai asiņainajai režīma rīcībai, tīpaši arī sievietes, attieksme pret sievietēm, arī sievietes tiek spīdzinātas, eh, tāpēc, ka viņas prasa eh, dzimumu līdztiesību un eh, Irāna tik tiešām ir tāds apkaunojums visai starptautiskajai kopienai. Režīms uzvedas kā nu, tāds ļaunākais dzīvnieks pēc daudzu gadu uh, Eh, diktatūras eh, Irāņi beidzot saka, ka pietiek, nu pietiek. Paldies eh, Faries kungam. Nākošam runātājam vārds. Paldies. Visi šie pārkāpumu, ko veic eh, Irānas režīms. Es gribētu vērst uzmanību uz vienu eh, cilvēku grupu. Irānas eh, varas iestādes sistemātiski ir vērtušās pret BBC Persijas līča darbiniekiem un tāpat arī citiem Eiropas raidītājiem. Lielākā daļa šo darbinieku atrodas eh, Londonā, un eh, viņu ģimenes eh, Irānā arī ir kļuvušas par mērķiem. Daudzi, kas no tā cieši, ir Eiropas Savienības un Anglijas personas ar dubulta nacionalitāti. 152 darbinieki ir pakļauti nepamatotai aktīvu iesaldēšanai kopš 17. gada, un viņu ģimenēm ir dažādi aizliegumi uzlikuši, uzlikt attiecībā uz ceļošanu. Uh, viņi tiek vajāti. Īpaši gribētu uh, informēt par uh, šīm uz uh, sievietēm, žurnālistēm tieši vērsto darbību, viņu apmelošanu. Es aicinu Eiropas Savienību vairāk neklusēt par šiem uzbrukumiem Eiropas sievietēm, Eiropas žurnālistēm. Mums ir pienākums un uh, uzdevums aizsargāt brīvu žurnālismu. Es eh, pozitīvi vērtēju šīs eh, nedēļas eh, rezolūciju. Arī Ženēvā, ANO cilvēktiesība padomē, notiek līdzīgs darbs šobrīd. Paldies! Paldies! Polčaka, Stanislavska Polčaka kungs nākošais. Paldies, priekšsādātāji! Es eh, arī gribētu nosodīt eh, Irānas eh, režīmu, tāpat kā to darījuši mani kolēģi. Tas ir baiļu režīms, kas apspiež un iesloga savus iedzīvotājus, cilvēki tiek vajāti, cilvēktiesības kā tādas praktiski nepastāv Irānā. Mēs atkal un atkal runājam par šo problemātiku saistībā ar Irānu. Mums ir jāaizsargā tie, kas cīnās, lai eh, pret šo režīmu. Komisāra kungs, vai jūs varētu informēt Mogrīnī kundzi par to, ka mūsu parlamenta viedoklis ir uh, atšķirīgs attiecībā uz Irānu. Mēs ļoti stingri nostājamies pret šo uh, baiļu un iebiedēšanas režīmu. Mēs nedrīkstam būt pašapmierināti, neteikt neko. Tāpat arī lūdzu mainiet komisijas uh, viedokli, jo mūsu viedoklis ir atšķirīgs. Paldies! Paldies! Uh, komisāra uh, Mimica, vai jūs uh, vēlētos noslēgt šīs debatas? Yeah, no. Cienījamie deputāti, pirms eh, dažiem mēnešiem, 10. decembrī 18. Mm, gadā, starptautiskā kopiena apzīmēja, atzīmēja 70. gadu dienu kopš eh, pieņemta eh, cilvēktiesību deklarācija. Tajā reizē augstā pārstāva Federika Mogherini publicēja deklarāciju Eiropas Savienības vārdā, kurā viņa uzsvēra ka atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem, tā skaitā sievietēm cilvēktiesību aizstāvēm, ka tas ir viens no Eiropas Savienības ārējās politikas stūrakmeņiem un viena no galvenajām prioritātēm. Dažas dienas vēlāk eh, šo apņemšanos eh, atkārtoja arī Eiropas parlamenta cienījamie deputāti debatēs par eh, Irānas cilvēka tiesību aizstāvnas Rinso Tude, kur tikai Dažas dienas pirms tam bija apsūdzēts un notiesāts. Tad notiesāta saistībā ar eh, viņas eh, darbu, lai atzītu eh, šīs cilvēku tiesības. Un nosodījums par šo notiesāšanu tika uzreiz pausts. Mūsu apņēmība aizstāvēt cilvēktiesību aizstāvis, to mēs veicam visu gadu, katru dienu, un ne tikai 10. decembrī to atzīmējam. Mēs eh, sekojam cilvēktiesību situācijai valstīs eh, visā pasaulē, arī to, to starp eh, Irānā. Ļoti svarīgs aspekts šajā darbā ir strādāt un atbalstīt cilvēktiesību aizstāvis un nodrošināt, cik vien iespējams, lai viņi netiktu pakļauti vajāšanai vai aizturēšanai. Attiecībā uz Irānu tas nozīmē, ka mēs ļoti cieši sekam sekojam situācijai, kādā situācijā atrodas uh, Satudē kundze, un uh, tāpat arī uh, palīdzības sniedzēji un vides aktīvisti, vesela grupa tika aizturēti janvārī. Viņi šobrīd ir ļoti smagu apsūdzību priekšā Irānā un citās valstīs cilvēktiesība aizstāvja, arī cilvēktiesību juristi veic ārkārtīgi vērtīgu darbu Viņi nodrošina juridisku pārstāvību neaizsargātām grupām, palīdz nepilngadīgiem apsūdzētajiem, kam paredzēts uh, nāves sots, viņi palīdz aizstāvēt, uh, aizstāvēt sievietes, visu veidu etniskās un reliģiskās minoritātes, bet pārāk bieži tomēr šis darbs saskaras ar tādu, ar, ar uzbrukumiem, tas nav atbilstoši universālajai cilvēku tiesību deklarācijai un eh, starptautiskajām tiesībām, eh, kuras arī 74. gadā Irāna ir ratificējusi un kas liek Irānai nodrošināt, ka neviens netiek eh, pakļauts nosacītiem arestiem vai aizturēšanai un ka nevienam netiks atņemta, atņemtas cilvēka brīvības. Uh, vai tikai konkrēti atbilstoši likumā noteiktām procedūrām un iemesliem. Pēdējos secinājumos, ko pieņēmusi padome 4. februārī eh, par Irānu, mēs esam apņēmības eh, pilni turpināt īstenot eh, visaptvarošo rīcības plānu Eiropas Savienības politiku, un šī politika ir balstīta uz līdzsvarotu pieeju, kritisku tad, kad pastāv tādi būtiski atšķirīgi punkti, un uh, mums ir arī sadarbīga pieeja, tur, kur mums ir kopīgs interesi. Atbilstoši šai pieejai Eiropas Savienība atkārtot ir aicinājusi Irānu nodrošināt uh, cilvēku tiesību aizstāvis ar tādu stabilu un atvērtu vidi, kur viņi var darboties. Eiropas Savienība tāpat arī konsekventi ir runājusi par individuāliem cilvēktiesību gadījumiem ar Irānas iestādēm visos līmeņos un arī Eiropas Savienības un Irānas augstā dialoga, augst līmeņa dialoga ietvaros. Mēs atbalstam ANO īpašā referenta mandātu attiecībā uz uh, cilvēku tiesībām Irānā. Mēs aicinām Irānas iestādes dot viņam piekļuvi uh, valstī. Un visbeidzot, mūsu dalība valsts arī ir minējuši šo jautājumu bilaterālos kontaktos ar Irānas iestādēm. Mēs uzskatām, ka šie centieni ir tomēr panākuši zināmu pozitīvu dinamiku, ko esam vērojuši pēdējos gados, tā skaitā arī uh, Lēmums ir eh, panākts, eh, ka 2017. Eh, gadā Irāna pārskatīja savu pretnarkotiku politiku, kas ļoti dramatiski mainījusi pasākumus attiecībā uz soda piespriešanu un sodīšanu ar narkotikām saistītos gadījumos. Mēs turpinam prasīt turpmākus uzlabojumus šajā jomā prasam noteikti eh, nekavējošu eh, moratoriju nāvisodu izpildēji nepilngadīgiem eh, nodarījumu nodarītājiem. Mēs aicinam visus cilvēktiesību aiz, aiz, aizstāvjus Eh, Irānā. Viņiem tātad jānodrošina tiesiskā pārstāvība, viņiem ir jāļauj sazināties ar ģimenes eh, locekļiem, viņiem ir jānodrošina piekļuve adekvātai medicīniskai aprūpē, viņi nedrīkst būt pakļaut nekāda veida eh, vardarbībai. Mēs arī ņemam vērā jūsu deputātu pausto un strādāsim arī turpmāk kopā ar jums, lai nodrošinātu labāku vīdi cilvēku tiesību aizstāvjiem visā pasaulē, tā skaitā arī Irānā. Paldies! Paldies eh, komisāra kungam! Paldies! Pateicos jums un eh, visiem, kas piedalījās debatē. Es esmu saņēmis eh, goja zaļo eh, Aldis tautas partijas tātad sešus rezolūcijas projektus kopumā. Balsojums notiks vēlāk šodien, debatas mēs noslēdzam, un nākošais ir jautājums ir cilvēktiesības stāvoklis Gvatemalā. Debats būs organizēts līdzīgā veidā, tātad vispirms izteiksies dokumenta autori. Eh, Skot Kato kundze, tātad izteiksies pirmā. Šīs eh, steidzamības kārtā apspriežamais jautājums tika pieprasīts ņemot vērā situāciju uh, Nikaragvā un starptautiskās uh, komitejas izsek. Uh, uh, pausto satraukumu, lai uh, viņi iestājas par to, lai cilvēktiesību aktīvistu drošība tiktu garantēta. Ir ļoti satraucoši, ka Nikaragvas valdība izrāda nicināšanu pret savu tautu, iebaida aktīvistus, ir apdraudēts tiesiskums Gvatemalā un uh, Sisek vadītājs uh, process ir apdraudēts uh, ir uh, piešķirti jau 5 miljoni eiro SISEK un ir paredzēts vēl uh, papildus atbalsts. Eiropas tautas partija atturēsies balsojumā par šo rezolūciju, bet mēs ceram uz plašu atbalstu parlamentā nosodot cilvēku tiesību pārkāpumus Gvatemalā. Paldies! Otrais runātājs ir Ignācio Karau. Paldies! Eh, demokrātija un tiesiskums ir apdraudēti Gvatemalā. No vienas puses cilvēktiesību aizstāvi tiek eh, vadāti un eh, bieži vien tie ir multinacionālo uzņēmumu intereses, kas pamatā šiem uzbrukumiem. No otras puses, eh, mums ir starptautiskā kopiena, kas prasa pārtraukt šo nesodāmību. Būtisks darbs jāveic, lai mazinātu korupciju, nodrošinātu tiesiskumu. Tāpat, eh, tāpat, eh, diemžēl, mēs dzirdām par jauniem pārkāpumiem arī vēlēšana kampaņas pusē un notiek dažādi uzbrukumi. Tas viss kļūst tagad pirms vēlēšanu laikā. Un uh, pavisam nesen kongress pieņēma likumdošanu, kas uh, paplašina uh, tiem, kas ir veikuši pārkāpumus. Ja kongress pieņem šo likumdošanu, tad kriminālas grupas atkal brīvi varēs darboties valstī. Mums ir jāpanāk, lai viņi nebalsot par šo amnestijas aktu. Pretējā gadījumā būs atkal šī nesodāmība un turpināsies tikai šie uzbrukumi cilvēktiesību aizstāvjiem. Paldies! Bardzo, panu Korau. Nastemp... Paldies, Korau kungs. Tagad uh, Javier Benito Siluagas kungs. Paldies priekšsādātāju. Otro reizi jau parlaments izdos ārkārtas rezolūciju par nopietno eh, cilvēktiesību situāciju Nikaragvā. Savienība ļoti daudz dara starptautiskajā sadarbībā ar šo valsti, Eh, tomēr eh, notiek eh, kāpšanās atpakaļ pamattiesību jomām. Tas katreiz ir arvien satraucošāks. Militāristu pastāvošā mm, ietekmes pieaugums vērojams arī likumdošanā, arī attieksme pret sīcīgu mainās, un mm, mēs redzam, ka paši cilvēka prezidenta šie mm, pietuvinātie cilvēki iekļūst augstos amatos ir nāvis gadījumi, kad cilvēki tiek nogalināti, to starp četri žurnālisti. Tie ir noziegumi, kas vairākumā vai gandrīz pilnībā paliek nesodīti. Starptautiskā sāda. Uh, Mm, eh, starptautiski zinām cilvēki, kā Lolita Čāves, ir eh, cilvēki, kas eh, netiek atbilstīgi tiesāti, un tad no šai rezolūcijā, ko pieņemsim, vajadzētu apturēt mm, mūsu vienošanās dalību šai valstī, ja ne, netiek ievērotas cilvēktiesību klauzulas. Paldies, tagad Beatriz Besēra Basterečija. Gracias, prezidente, senor komisār. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Startautiskā komisija pret nesodāmību Gvatemalā ir paveikusi lielisku darbu savos 11 darbības gados. Vairākās simts gadījumi ir izmeklēti, ir no mm, tiesāti spriedumi, 34 eh, likumdošanas reformas piedāvātas. Bet mēs redzam, ka pietuvinātie cilvēki prezidentam mm, pārkāp likumus. Te mēs parādām, ka, e, protams, mēs gan nenonākam Venecuēlas līmenī, bet tas var kaitīt e, institūcijām tāpat kā Bolīvijas e, režīms. Te mēs redzam, cik svarīga ir starptautiskā sadarbība cilvēktiesību un demokrātiju jautājumus virzot kā pamata principus. Savienībai ir jāturpina izdarīt spiediens, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības, lai tiktu veikta izmeklēšana un tā, lai cilvēktiesības nekāpjas atpakaļ Gvatemalā. Paldies! Nākamais runātājs Ramonu Huaregija Tondokungs. Paldies priekšsādātāji, liels paldies par to, ka esat eh, mēģinājis pareizi izrunāt manu vārdu. Mēs runājam par Gvatemalu, kas ir ļoti nabadzīga valsts, tur ir ļoti liela nevienlīdzība. Tā ir valsts, kurā ir ļoti liela vardarbības klātbūtne un arī narko tirdzniecība eh, ļoti bīstami notiek. Tur ir pārāk daudz korupcijas. Tā ir valsts, kurā tiesa, visi to jau ir norādījuši, ir būtiski tiesiskuma un cilvēktiesību pārkāpumi. Bet mēs runājam par uh, Uh, valsti, kas ir mūsu partneri, ar kuru sadarbojamies, kas mums rūp un kurai vēlamies uh, palīdzēt. Nākamā uh, jūnijā būs paredzētas vēlēšanas, un tur ir lielas cerības uz to, ka notiks politiskas pārmaiņas un valsts kļūs labāka. Eiropa vēlas palīdzēt šiem cilvēkiem šai valstī un to dara tagad nosodot valdību, kas rīkojas uh, smagi pārkāpjot cilvēktiesības, jo īpaši izsitot starptautisko korupcijas komisiju, kas ir ANO svarīgākais mm, struktūra lielums, un tāpat būs arī sankcijas šai valstīm. Mums tas ir jāpasaka, ja nebūs progress attiecībā uz izteiksmes un demokrātijas brīvību. Lielas paldies! Tagad vārds Ždehovska kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es domāju, ka mēs Eiropā varam būt gandarīti par saviem principiem, par demokrātijas principiem, tiesiskuma principiem. Un tad no nu šie divi principi ir tie, eh, kas Gvatemalā nav bijuši nekad. Uh, Ja lietas nemainīsies šajā režīmā, tad praksē arī nekas nemainīsies. Startautiskā komisija ļoti bieži ir savā darbībā norādījusi uz korupciju, kas vērojama valstī, valdībā, režīmā. Daudz cilvēktiesību aizstāvji ir norādījuši uz korupcijas gadījumiem diktatūras valdībām un ka ir pazuduši cilvēki vai um, miruši tie, kas norādījušiem pārkāpumiem. Tā tad ir daudz problēma, ir sociālas šķelšanās, valsts nav vienota. Un fakts, ka pēdējos gados valdības pārstāvi savu politiku balstīja nacionālismam. Un ir centušies uh, musināt naidu pret kritiķiem, tas parāda to, ka cilvēki ir eh, pārāk maz sacēlušies pret cilvēktiesību pārkāpumiem, un tamdēļ ar savu rīcību mēs vēlamies eh, ar starptautiskās sadarbības palīdzību palīdzēt cilvēkiem Gvatemalā un mainīt situāciju. Paldies! Un tagad ETP vārdā Hosē Ignacio Salafranks kungs. Paldies priekšsēdētāji komisāru kungs, godātie deputāti. Es pārstāvēju parlamentu partnerības vienošanās pārakstīšanā ar Gvatemalu un visu, kas saistās ar pamattiesību ievērošanu un cīņu pret nesodāmību. Tomēr es redzu un esmu pārliecināts, ka šī rezolūcija pilnībā atspoguļo reālo situāciju. Tomēr priekšsēdētāja kungs es vēlētos uzsvērt dažus elementiem, kas ir šajā rezolūcijā, proti vajadzību pēc īstenas novērtēšanas pēc tā, kāda ietekme ir darbam tieslietu jomā, arī politiskā, ekonomiskā ietekme un ietekme arī attiecībā uz šo organizāciju, kas bija tik ļoti būtiska un kā tās ietekme ir kļuvusi arvien mazāka un mazāka, kas tieši izmeklē šos pārkāpumus. Paldies, Sala Frankas kungs! Jums ir zilās kartītes Jautājums no Mirandas kundzes, vai jūs piekritīsit atbildēt? Pani Miranda, prašu pytań. Mirandas kundze, lūdzu uzdodiet jautājumu. Nu, patiesībā es esmu apstulbusi, kad runa ir par cilvēktiesībām. Tā vietā, lai run, kad runājam par Venecuēlu, tad kritēriji tiek mainīti. Nu, kā tas nākas, ka ir rezolūcijas priekšlikums? Uh, kas ir kopīgs ar parakstiem eh, no ETP. Un jūs sakat, ka beigu beigās eh, atturēsitīs un beigu beigās rezolūcija nav pietiekami atbilstīga. Godīgi sakot, eh, man žēl par šādu liekulību. Vai jūs esat gatavi balsot par šo rezolūciju? Atbilde. Man šķiet, ka liekulība ir vārds, ko nevar saistīt ar respektu kāds ir parlamentā. Tad mēs runājam par uh, cilvēka izteiksmes brīvību. Ir, uh, jūs esat zaudējusi iespēju pārspēt pati sevi, jo cilvēkam ir iespēja klusēt, un visiem tāda nav. Eh, czy pan Salafranka przyjmie drugie pytanie w trybie karty niebieskiej? Vai jūs varētu atbildēt uz vēl vienu jautājumu, Salafrankas kungs? Tātad uzdodiet lūdzu savu jautājumu. Nē. Nākamais runātājs Francisko Asis. E, infelizmente, estamos de novo hoje aqui a. Paldies, priekšsādātāji. Kārtējo reizi mēs runājam par situāciju kurā Latīņamerikas valstī ir šaubīgas attiecības ar tiesiskumu. Mēs runājām par Nikaragvu pirms brīža. Tā tad tāpat bija āsa kritika par Nikaragvu. Šobrīd runājam eh, vēl par citu gadījumu, bet eh, kas nav nemaz tik atšķirīgs. Kad raugāmies uz notiekošo Gvatemalā, mēs redzam, ka situācija pasliktinās, pamata mm, noteikumu tiesiskuma ievērošanas jomā. Eh, viņi nostājas pret starptautisko komisiju pret nesodāmību, kas ir daudz panākusi cīņā pret korupciju. Eh, tagad tiek runāts par amnistiju, kas nav savietojama ar fundamentāliem tiesiskuma principiem. Tāpat ir runa par um, pamat pirmiedzīvotāju tiesībām Gvatemalā, kura tiesības bieži vien tiek pārkāptas. Mums ļoti rūpīgi jāsako līdzi situācijai. Paldies, vārds Mirandas kundzei. Paldies, priekšsādātāji, esam ļoti norumbažījušies par situāciju Gvatemalā. Uzbrukumi cilvēktiesību sociālo aizstāvju, pirmiedzīvotāju aizstāvju ziņā nē. Ne beidzas. Tāpat tiek atcelts nesodāmības komisijas mandāts, un tāpēc direktors apsūdzēja prezidenta dēlu korupcijā, un tāpat tika izvirzītas apsūdzības pret Zviedrijas vēstniecības pārstāvjiem. Te ir, bija aicinājums arī pret vardarbību un tam līdzīgām lietām, un vienīgais, ko par ka tiek runāts par to, ka nav pietiekama mm, pulcēšanās brīvība ievērota un uh, vārda brīvība, bet uh, tur um, cilvēktiesības tiek pārkāptas dienu pēc dienas. Mēs esam ļoti nogar, nobežījušies par uh, šo cilvēktiesību aizstāvjiem, cilvēkiem, kas atrodas ieslodzījumā, un tā, lai viņi varētu atgriezties savā valstīs. Um, ir jāaizsargā šie cilvēki, jo patiesībā Gvatemalas valdība vēlas saglabāt savas privilēģijas noteiktām ģimenēm, kas uzskata sevi par visvaranām. Paldies priekšsēdētājiem! Lielas paldies! Un tagad Sošņieša kungs no pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Apsēstība e, ar seksismu ir uh, e, viss uh, smagākā slimība, no kā cieš šis parlaments un tas uh, sagrauj parlam, šīs slimības sagrauj parlamentu labākās iniciatīvas. Eiropas parlaments satraucas par Eh, to, ka ar eh, viena vairāk sieviešu ejot bojā, bet patiesībā tā nav patiesībā. Lielākais upuru skaits ir vīriešu vidū. 5000 vīriešu ir nogalināti. Jūs rakstāt, ka nogalināto sieviešu skaits pieaug, bet jūs nerakstāt par to, uh, ka vīriešu slepkavību skaits pieaug. Jūs pieskaņojat argumentus saviem uzskatiem. Un uh, Eh, jūs runājat par sievietēm kā galvenajām cilvēku tiesību aizstāvēm. Ko tas nozīmē? Kādēļ jūs tā rakstāt? Es priecājos par to, ka šis sasaukums eh, tuvojas beigām un feminacisti, eh, es domāju, nākamajā sasaukumā nebūs vairākumā. Paldies. Tagad uh, vārds Hetman kungam. Paldies, godātie deputāti, protams, eh, cilvēku tiesību situācija Gvatemalā ir satraucoša, it īpaši runājot par uzbrukumiem cilvēku tiesību aizstāvjiem, it īpaši vardarbība pret sievietēm pieaug pēdējo gadu laikā. Un it īpaši kongresā iecerētājs jaunais likums par uh, amnestiju mūsu uh, satrauc, jo ir paredzēts uh, uh, noteikt amnestiju uh, tiem, kuri uh, pilsoņu kara laikā ir pastrādājuši kara noziegumus, un uh, tas varētu radīt apdraudējumu uh, cietušajiem un arī cilvēktiesību aktīvistiem. Un uh, tas varētu būt elements plašākā uh, stratēģijā atbalstot uh, to, kā tiek mazināta uh, cilvēku tiesību pārkāpumu nozīme šai valstī. Paldies, nākamais Šons Kelijs. Paldies, priekšsēdētāji. Gvatemalā bija sasniegts progress, vēršoties pret cilvēku tiesību pārkāpumiem un sodot vainīgos, un arī sadarbojoties ar ANO komisiju cīņā pret nesodāmību. Tomēr šīs komisijas darbība ir aptvarēta, jo valsts prezidents Māris nepagarināja uh, Uh, šīs uh, komisijas darbības mandātu, un uh, tās locekļiem ir ie, aizliegts iebraukt valstī. Mums ir jāaicina prezidents Morāles pārskatīt savu lēmumu, jo CISE komisija bija sasniegusi labus rezultātus cīņā pret nesodāmību. Gvatemalā ir plaši izplatīta uh, nesodāmība, jo tiesu procesi tiek nolīd, novilcināti, tiek iebiedēti tiesneši un prokurori, un tiesu da sistēmas darbība valstī ir ļoti problemātiska. Paldies! Tagad uh, pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Vārds pospešilkungam. kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es pievienošos iepriekšējiem runātājiem, kuri aicināja apņēmīgi eh, vērsties pret Gvatemalu, norādot, ka situācija valstī ir pasliktinājusies. Es kā bijušais tieslietu ministrs interesējos par to, kā notiek korupcijas apkarošana šai valstī un uh, valsts valdība ir likvidējusi nesodāmības apkarošanas komisiju SISEK. Tas ir ļoti negatīvs signāls. Un mums ir uh, jārēģē un jāsaka, nē, valstī ir izplatīta korupcija, neatklātas uh, slepkavības un ir jācīnās pret smagiem noziegumiem un korupciju. Uh, ja mēs e, e, redzam, ka e, valdība likvidēs sistēmu, kur mēs neko nedarīsim, tad šī situācija vēl tikai pasliktināsies. Mums ir jāpasiņo ļoti skaidri, ka esam neapmierināti ar to, kā valdība attiec pret sisēku un korupcijas apkarošanu. Paldies, Mastimo Kastaldo. Grazie mille. Paldies, priekšsādātāji. Marija Magdanēla Kupčoko, 38 gadi ir, viņa bija jauna pusaudze, viņa aizsargāja pamatiedzīvotāju intereses un ilgus gadus jau notiek konflikts starp pamatiedzīvotājiem un lielu naftas uzņēmumu. Daudzi konflikti notiek par resursiem, daudz cilvēku iet bojā dēļ šiem konf nu, konfliktiem. Tas vēl vairāk eh, destabilizē valsti un eh, starptautiskā eh, komisija tika izveidota pret nesodāmību un tāpat ir bijis arī absurds priekšlikums grozīt nacionālo likumdošanu paplašinot, eh, attiecinot nesodāmību uz visiem, kas ir veikuši pārkāpums. Pastāv milzīgs risks eh, šajā valstī, un tīpaši ņemot vērā, ka drīz notiks eh, vēlēšanas, ir daudz pārkāpumu pret žurnālistiem, cilvēktiesību pārstāvjiem, un mēs prasam, lai būtu klauzula par cilvēku tiesībām no Eiropas Savienības puses. Pretējā gadījumā mēs nekad nebūsim, negūsim nekādu ticamību attiecībā uz Gvatemalas iedzīvotājiem. Bardzo, paņi, Kristina Morvai, bardzo, prošu. Paldies, nākošā Kristīna Morvai, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies, uh, komisāra kungs, kolēģi. Kā cilvēktiesību juristei, mana, manu sirdi tiešām vienmēr uh, ļoti smagi skar tādi stāsti, kā mēs dzirdam šodien par cilvēkiem, kuri politisku iemeslu dēļ ir tikuši pakļauti arbitrārām soda procedūrām, tāpat uh, ieslodzītie aizturējumi vietās, ka pret kuriem ir um, pielietota vardarbība, kas tiek spīdzināti. Mēs šodien runājam par Kazahstānu, Irānu, tagad runājam par Gvatemalu, bet starp citu, komisāra kungs, vai jūs varētu pastāstīt, kāda ir politisko ieslodzīto situācija Francijā un Spānijā? Kas notiek ar tiem simtiem vai varbūt tūkstošiem cilvēku, kas tika aizturēti masu demonstrācijās eh, pret eh, Makrona režīmu, kā viņiem klājas, kāda ir viņu juridiskā situācija, un tie politiskie ieslodzītie, kas tika aiz, aizturēti, tāpēc, ka viņi cīnījās par Katalānijas eh, pašnoteikšanos. Nu, man interesētu, vai jums būtu kāda īsta informācija sniedzama. Uh, šajā sakarībā. Nu, tā tad īsa vai arī vairāk detalizēta informācija. Paldies! Paldies, Jose Ignacio Fārie. Depois de ter estado na Nicarágua há dois meses atrás para verificar. Paldies, priekšsādātāji. Es biju Nikaraglā pirms pāris mēnešiem, lai pārbaudītu cilvēktiesību pārkāpumu situāciju, kad cilvēki, kas bija pret Ortegas valdību, Tagad valsts Gvatemala, kas šķita, kas virzījās pareizā ceļā, lai īstenotu demokrātiju valstī, tagad, kā mēs redzam, cenšas apstiprināt likumu, kas eh, principā eh, iznīcinās visu to darbu un eh, vienošanās, kādas ir panākts pēdējo 23 gadu laikā. Uh, Tātad šis amnestijas likums, eh, kas veicinās nesodāmību, tas eh, darbosies pret nevalstiskām organizācijām, kas cenšas uzlabot eh, situāciju Gvatemalā. Jādomā arī par pirmiedzīvotāju situāciju Gvatemalā. Ja šie likumi, šis regulējums izies cauri, tiks pieņemts, tad mm, tas arī graus asociatīvo nolīgumu ar Centrālu Ameriku, un tas skars arī to dialogu, kas mums notiek ar Gvatemalu. Mums jānodrošina, lai cilvēku tiesības šajā valstī tiktu tomēr ievērotas. Paldies. Eh, Staņislavs Polčaks lūdzu nākošais. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Paldies, priekšsēdētāji. Gvatemala ir nabadzīga valsts, kurai ir eh, milzīgs potenciāls. Diemžēl tas nav ticis pietiekami izmantots. Tā ir valsts, kas bija uz pareizā ceļa, bet, eh, diemžēl, situācija ir radikāli pasliktinājusies. Uh, Mm, attiecībā uz cilvēktiesībām. Mēs zinām, kāda tur tagad ir situācija. Tāpat eh, tiek runāts par eh, nesodāmību. Mums ir jānosoda šī situācija. Tāpat arī situācija cilvēktiesību jomā, tāpat arī vardarbība un attieksme pret sievietēm, un Sasņēža kungs teica, ka arī vardarbība pret vīriešiem eh, arī palielinās. Mums katrā ziņā jādara viss iespējamais, kas eh, tātad jāizmanto visi instrumenti, jāliek arī starptautiskais spiediens un eh, jādomā arī par attīstības palīdzības instrumentu izmantošanu. Mums noteikti jābūt ļoti stingriem pret Gvatemalas iestādēm. Paldies! Eh, paldies! Eh, tagad mēs beidzam debatas un tagad došu vārdu atkal komisāram Mimits kungam, vai jūs vēlētos noslēgt šīs debatas. Paldies, eh, priekšsādātāji! Cienījamie deputāti, paldies, ka devāt man iespēju uzrunāt parlamentu par politisko un cilvēktiesību situāciju Gvatemalā. Eiropas Savienība un Gvatemala Eh, ir izveidojuši stingras divpusējas eh, attiecības balstoties uz eh, apņēmību sadarboties un uzticību. Un tieši tāpēc ir svarīgi norādīt, ka mūs satrauc tas, ka vājinās tiesiskums Un uh, tas izpaužas uh, kā nesenie uzbrukumi pret tiem, kas cīnās pret korupciju. Un it īpaši jāatzīmē valdības lēmums uh, pārtraukt starptautiskās komisijas pret nesodāmību darbību Gvatemalā, tātad pret Sisiku komisiju. Un tāpat arī nesenās parlamentārās iniciatīvas Gvatemalā, kas varētu mazināt demokrātijas telpu. Uh, Arī tas varētu atkal tikai stiprināt nesodāmību tiem noziegumiem, kas notika civilā kara laikā pret pil, cilvēci. Eiropas Savienība vienmēr ir atbalstījusi CISIG komisiju gan finansiāli, gan politiski. Pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienība ir nodrošinājusi 22 miljonus eiro uh, ANO pretkorupcijas struktūrai. 19. gadā pēdējā šī mandāta laikā uh, mūsu devums ir bijis 5 miljoni eiro. Sasniegumi cīņā pret korupciju un nesodāmību ir bijuši ievērojami. Ir um, izdevies mazināt arī uh, noziedzību Gvatemalā, bet neskatoties uz šiem konstantiem uzbrukumiem, Sistika komisija ir ļoti populāra, apbrīnota un populāra Gvatemalā, jo cilvēki zina, ka korupcija ļoti uh, grauj tiesiskumu, uzticību institūcijām un galvā tas grauj arī valsts demokrātiskumu. Tāpēc gribu atgādināt un atkārtot, Eiropas Savienība ir eh, kopā ar Gvatemalu. Eiropas Savienība pastāv uz eh, savu apņēmību cīnīties pret korupciju, un mēs arī atbalstam un atbalstīsim Sisiku komisiju. Mēs, protams, atbalstīsim visus centienus eh, pret korupciju. Uh, ko jau veic arī Gvatemalas eh, tiesu iestādes. Tam visam ir izšķiroša nozīme cīņā pret nesodāmību. Pilnvar, pilnvaru nodalījums un eh, tiesu nolēmumu ievērošana ir eh, stūrakmenis tiesiskuma nodrošināšanai. Kopējā drošības situācija Gvatemalā nesenā laikā ir uzlabojusies, tomēr nodrošināt uh, cilvēktiesību aktīvistu un cilvēktiesību aizstāvju situāciju un novērst uzbrukumus, nu, tur ir jāveic steidzami soļi. Cilvēktiesība aiz, aizstāvi ir maksājuši smagu nastu pagājušā gadā, ir dubultojies cietušo cilvēku skaits atbilstoši cilvēktiesību organizāciju datiem. Cilvēki no neaizsargātām grupām, kā piemēram pirm iedzīvotāji, vidas darbinieki un LGBTI kopienas iedzīvotāji arī ir tikuši īpaši skarti. Un, kaut gan mēs pilnībā respektējam Gvatemalas demokrātiskos procesus, mēs gribam paust savas eh, bāžas eh, par diviem likuma projektiem, par kuriem šobrīd notiek diskusijas Gvatemalas parlamentā, kā jau cienījamais eh, deputāts Ignācio Korau pamatot norādīja. Viens no šiem likumiem mazinātu iespējas pilsoniskajām sabiedrībām, aprobežojot uh, ierobežojot to darbības iespējas, nosakot reģistrācijas eh, apstākļus un tādā veidā tiktu mazināta šī demokrātiskā loma, kāda ir atvērtai brīvai pilsoniskai sabiedrībai. Otrs likuma projekts reformētu nacionālo mm, samierināšanās likumu pēc eh, civilā kara un dotu absolūtu nesodāmību pret eh, cilvēks veiktiem noziegumiem. Vakar mūsu Eiropas Savienības delegācija Gvatemalā kopā ar eh, Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecībām. Tad tās, kas atrodas valstīm kopā ar ASV un Kanādu, ir publiski izteikušies pret eh, šo likuma projektu. Man ir prieks konstatēt, ka vakar kongress eh, tomēr nepanāca kvorumu, lai pārunātu šo amnestijas projektu. Uh, Bet mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāvēro situācija, jo mm, šis dokuments eh, netiek noņemts no galda. Gvatemalā jūnijā vēlāk notiks vēlēšanas šogad, un mēs pilnībā uh, respektējam uh, ar to saistītos uh, apstākļus. Vēlēšanas ir ļoti svarīgs brīdis, kad cilvēki atkal apvienojas, debatē, salīdzina viedokļus un gal galā ievēl savus vadītājus. Šis periods jāizmanto, lai stiprinātu demokrātiju un tiesiskumu, un nevis, lai apdraudētu eh, tos eh, guvumus, eh, kas ir ar smagu darbu iegūti pēdējās desmit gadēs šajā valstī. Paldies! Paldies komisāra kungam. Esmu saņēmis septiņus rezolūciju projektus un uh, no zaļiem FDD, eh, GOE, EKR, eh, e ALDE grupas, sociāldemokrātu grupas un tautas eh, partijas. Tagad noslēdzām debatas, balsojums notiks vēlāk šodien, tagad pārtraucam seansu sēdi līdz eh, pulksten 12. Eh, tātad pulksten 12. mēs sāksim balsošanu. Paldies, komisāra kungs, paldies visiem kolēģiem par sadarbību un tiksimies pulksten 12. pēc pauzes. der präsident! Atsākam sēdi. Vispirms man ir divi paziņojumi. Mēs ar prieku sveicām Kanādas parlamenta delegācijas Kota Simsa vadībā. Šī degalā, delegācija Strasbūrā piedalās 40. ES Kanādas starpparlamentu sadarbības komitejas sēdē. Attiecības starp Eiropas Savienību un Kanādu pēdējo gadu laikā pēc Uh, stratēģiskās partnerības uh, nolīguma un visaptverējošā ekonomikas un tirzniecības uh, nolīguma noslēgšanas un premjerministra Trudo uzstāšanās 2017. gadā ir nostiprināšanās šie sasnolīgumi eh, balstās uz mūsu kopīgām vērtībām un arī ir stiprinājusi sadarbību virknē jomu, eh, tā skaitā daudzpusējo sadarbību, mieru, demokrātiju un tiesiskumu. Jūsu eh, viesošanās mūsu parlamentā intensificē E, sadarbību starp mūsu parlamentiem un atspoguļo 2017. gada paziņojumu. Es vēlu jums e, veiksmīgu vizītes turpinājumu. Pirms pārējām pie balsojuma es gribu sveikt Ukrainas parlamenta delegācija, kura piedalās ES Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas e, devītajā sanāksmē. Tā ir pēdējā sanāksmē šajā e, sasaukumā. E, Dargie draugi no Ukrainas, kā jūs zinat, parlaments pēdējo piecu gadu laikā ir veltījis lielu uzmanību situācijai jūsu valstī atbalstot reformu procesu. Um Tātad mēs atbalstām met reformu procesu saskaņā ar uh, cilvēku prasībām Maidanā un uh, uh, iestājoties par jūsu valsts teritoriālo vienotību un suverenitāti. Mēs paudām savu atbalstu simboliski piešķirot 2018. gada Saharova balvu uh, Oļegam Sensovam un mēs uh, ļoti priecājamies jūs redzēt mūsu parlamentā un ceram, ka jūsu komitejas darbs ir bijis ļoti auglīgs. Kad uh, es vadīju pēdējo uh, balsošanas sesiju, es uh, paziņoju, ka došu vārdu tikai tiem, kas izteiksies tiešām par uh, Uh, reglamentu, ir jānorāda attiecīgais uh, reglamenta pāns. Protams, uh, var būt simpātijas pret jūsu iecerētiem paziņojumiem, bet tam nav sakars ar mūsu balsojumu. Bet būs tomēr viens izņēmums, jo šo tādēļ es došu Lambēra kungam vārdu, jo šodien nenotiks priekšsēdētāja konference, bet es nedošu nevienu, eh, nevienam vārdu, kurš nevēlēsies uzstāties par reglamentu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Saskaņā ar 11. pāntā pirmo punktu reglamentā Es gribētu pievērst parlamenta uzmanību uh, Eh, pantam, kur ir teikts, ka deputātiem vienam otru jāciena un jābalstās uz pamatprincipiem un principiem, kas ierakstīti pamattiesību hartā. Tas attiec arī uz priekšsēdētāju, kas nedrīkst darīt neko tādu, kas varētu kaitēt parlamenta uh, reputācijai. Priekšsēdētājs eh, Tajāni nāca klajā vakar uh, Itālijas plašsaziņu līdzekļos ar paziņojumu uh, pozitīvi vērtējot uh, Benito Mussolīni uh, darbībā, atrodot arī pozitīvus aspektus tāda režīma darbībā, kas likvidē demokrātiju. Es uzskatu, ka tas ir priekšsēdētāja amata necienīgs paziņojums. Šie paziņojumi ir necienīgi. Eh, eh, tas eh, ir necienīgi Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, kas ir pirmais transnacionālais parlaments vēsturē, kas tika izveidots, lai nepieļautu fašisma atkārtošanos un mēs pieprasām, lai parlamenta priekšsēdētājs atsauc šos izteikumus, pretējā gadījumā viņam jāatkāpjas no amata. Jūs saprotat, ka tagad nenotiks debates. Cimeras kundze vēl ir lūgusi uh, vārdu par manu paziņojumu, ka šodien nenotiks priekšsēdētāja konferences. Priekšsēdētāja dāmas un kungi. Vakar, diemžēl, tika nolēmts šodien atcelt priekšsēdētāju konferenci. Vakar uh, pēcpusdienā es par to uh, es uzzināju par radio interviju, ko minēja uh, kolēģis Lemberts. Un Tādēļ eh, mēs gribējām par to runāt šodien priekšsēdētāju konferencē, un šodien savas eh, politiskās grupas vārdā es eh, iesniedzu paziņojumu, ka mūsu grupa prasa, lai Eiropas parlamenta priekšsēdētājs atkāptos no amata, jo ir nepieļaujami, ka. jo nav iespējams, ka šīs eh, demokrātiski ievēlētā parlamenta vadībā, kura eh, mērķis ir nepieļaut eh, naida, fašisma, antisemītisma atkārtošanos mūsu valstīs, ka šī parlamenta vadībā atrodas cilvēks, kurš Musolīni laikmet tā uh, grib padarīt uh, nekaitīgāku un uh, kaut gan tas uh, bija fašisms. Menschen sitzen. Es gribu atgādināt, ka šajā parlamentā ir deputāti, kuru uh, vecāki ir cietuši no Musolīni režīma. Uh, Un mēs vienmēr piesaucam Spinelli mūsu parlamentā, kurš uh, sagatavoja manifestu, kurš ir kļuvis par Eiropas Savienības un Romas līguma pamatu. No, Paldies, Cimers kundze, saka priekšsēdētājs. In Vertretung von Herrn Bullmann erteile ich jetzt Frau Zimmer, Frau Zimmer, Frau Zimmer, nein. Cimers kundze, uh, nē uh, grupas priekšsēdētāja Cimērs kundze, jums vairs nav iespēja izteikties. Frau Zimmer, ich rufe Sie zur Ordnung. Sie haben nicht. Es uh, izsaku jums aizrādījumu, jums vairs nav iespējas izteikties. Priek, uh, grupu priekšsēdētāji ir ievēlēti tādēļ, ka viņiem ir noteiktas uh, Uh, iespējas, un viņiem ir arī noteikts uzstāšanās laiks, un jūs savu uzstāšanās laiku esat iztērējis. Tagad vārds Bulman kungam. Aicinu jūs manī ieklausīties. Priekšsēdētājs uh, Tajāni ir uh, vakar nācis klajā ar šiem paziņojumiem par Musolīni, relativizējot un šo uh, uh, tumšo periodu Itālijas un Eiropas vēsturē. Un tā, diemžēl, nav vienīgā reize, kad mūsu priekšsēdētājs nāk klajā ar šādiem uh, apžābāmiem uh, vēstures interpretējumiem. Un tas ir. Uh, Uh, pretrunā ar uh, viņa amata uh, pāri, pārtījām stāvošo raksturu, un mēs paudā, paužām uh, satraukumu par šādu situāciju, un mēs pieprasām, uh, lai uh, Tajānī sniegtu izmeļošu paskaidrojumu par savu uzstāšanos. Für die EVP Uh, partijas grupas vārdā Gonzāles Pons. Senor prezidente. Priekšsādātāja kungs ir likums uh, politiķim vēlēšanu kampaņā, kur teikts, ka nedrīkst būt tā, ka taisnība liedz uh, īstenas debats. Taisnība. Diesen Platz zu verlassen. Rences kundze, aicinu šo vietu atstāt, lūdzu. The... Es aicinu jūs aiziet no šīs vietas. Kolēģi Gonzāles Pons. Zāles Pons kungs, vārds jums. Jā. Yeah. Tā tad es teicu, ka ir tāds politisks likums, kas teica, ka eh, kampaņas laikā nedrīkst taisnības dēļ liekt eh, labas debats. Un tad uh, populistiem savukārt eh, tas pats attiecams uz Labušovu. Mana grupa Eiropas Tautas partijas nosoda bez kādām iebildēm fašismu, frankismu, nacismu un komunismu. Nā, varbūt nekādu šaubu par mūsu Eiropas parlamenta grupas pozīciju. Antonio Tajānī ir demokrāts. Viņš tāds ir bijis līdz vakardienai, eh, ir bijis šodien un arī turpmāk. Mēs visi zinām, ka vairākums mēs šeit esam balsojuši un esam atbalstījuši viņu kā priekšsēdētāju mūsu debatēs, un viņš arī vadīja mūsu diskusijas. Un Tajānī, kā jau publiski parlamentārā grupa to ir norādījusi, eh, ir nosodījis fašismu, frankismu, nacismu un komunismu. Es uzklausīju jūs, Lamberta kungs, un es nekļuvu uh, dusmīgs. Un arī iepriekš, kad runājām par politiskiem ieslodzītēm Venecuēlā, pēc tam, kad aizstāvējām arī zīvju uh, eh, labturību. Un uh, tieši ar tādu pašu respektu mēs uzklausījām viens otru šorīt. Uh, tā tad priekšsēdētāja kungs visi var pieļaut kļūdas plašsaziņas līdzekļos. Un kā katru teikto var arī citādi interpretēt, un tā Janī kungs sniedza izskaidrojumu par apstākļiem, kādos tika izteikti šie vārdi, un viņš tos neaizstāv. Un to es esmu teicis, ka mums nav. Runātais tiek pārslē, pārtraukts. Jums vairs nav iespējams izteikties, Gonzales Ponsu kungs. You do not have the floor anymore. We are almost three minutes. Mēs gandrīz esam eh, par trim minūtēm aizkavējušies. Es jau Cimers kundzei lūdzu pārtraukt savu uzstāšanos. Es pieļāvu šīs īsās debatas tādēļ, ka nenotiek priekšsēdētāja konference. Un Fiorences eh, kundze lūdzu nosauciet uz kādu reglamenta pantu jūs atsaucaties, pretējā gadījumā vārdu jums nevarēšu dot. Presidente, ex articolo 21. Io vorrei dirle però che anche lei. Atbilstoši 21. pantam eh, gribētu teikt, eh, ka eh, jā, šajā jūsu kompetencē jums ir eh, jāizvērtē, jo tas, kas notika vakar, tas gāja tālāk par um, to, kas noteikts mūsu reglamentā. Fašismu režīms Itālijā parādījās. Nu, kas... Frau Forenza, Sie haben nicht mehr das. Forenza, jums vairs nav iespēja izteikties. Un, ja arī runāsiet skaļāk, tad tas neko nelīdzēs, jo mikrofons ir atslēgts es atkāpos uh, no noteikumiem, es paskaidroju, kādēļ tas tā bija, tādēļ, ka nenotika, nenotika šodien priekšsēdētāja konference, bet tagad es dodu uh, iespēju izteikties tikai par reglamentu jautājumiem, nevis piedalīties šajās debatēs. Mirandas kundze arī vēlas izteikties par reglamentu. Lielas paldies priekšsēdētāji, es pieprasu cieņu un klusumu. Priekšsēdētāji Tajānī eh, vārdi ir pretrunā ar eh, runātāja tiek pārtraukta. Nē, Mirandas kundze, to mēs tieši tagad nedarīsim. Ši, šeit nav runa par respektu, jums vairāk nav iespēja izteikties. Lūdzu, apsēdieties. Mir, eh, Mirandas eh, kundze šeit nav runa par respektu. Es eh, visus ļoti cienu, bet ir tagad iespēja izteikties tikai par reglamentu. Kurš vēl vēlas izteikties par reglamentu jautājumiem? Lūdzu, Kavo. Kārver kungs. Par pirmo pantu. Uh, uh, Tātad atbilstoši pirmajam reglamenta pantam aicinu priekšsādātājiem, mēs beidzot nevaram pāriet pie balso balsošanas. Herr Carver, das war eindeutig zu Geschäft. Karverkungs, tas tiešām bija par reglamentu. Sošņērts kungs. Jetzt guck, guck, guck. Guck, guck, guck. Pavisam īsi. Runājot par demokrātiju, Altiero Spinelli runā par revolucionālo partiju diktatūru. Altiero Spinelli to teica. Es, uh, šobrīd mēs nediskutējam par politiku, bet gan par reglamentu. Ferhofštad kungs Eh, kurš ir pieteicies šajās debatēs. Eh, es dodu vārdu, eh, kas vēl vēlas izteikties par reglamentu. Frau ah, Kollegin Jamie. Janē kundze. Wie heißt der Roxy? Ja, ja. Priekšsādātāji kungs, godātie kolēģi, nopietnāk, svinīgāk un īsāk. Es vēlētos jūs informēt, ka šodien mēs balsosim par rezolūciju, par pārunām ar ASV. Žanē kundze, šeit nav runa par uh, balsojumu saturu. Es jums at, at, atņemu iespēju izteikties, jo jūs nerunājat par uh, reglamentu. Vjotī kungs. Intervengo sulla base dell'articolo par 21. pantu un gribu runāt, jo prezidents Tajāni ir itālis un vakar apvainoja Eiropas eh, tautu un Itālijas tautu. Nē, kolēģi Vjotī, eh, nevaru pieļaut eh, šādus izteicienus, šādi interpretējot 21. reglamenta pantu ne, nedrīkst izmantot uh, atsaucu uz 21. pāntu, jūs nerunājāt par reglamentu. Kolēģi Agijā. Agijā. Kundze. Sīgracie prezidente. Paldies. Eh, Priekšsādātāji gribētu atgādināt, kā fašistu režīms eh, Itālijā. Kolēģi, arī šī uzstāšanās eh, nav pieņemama šobrīd jums nav iespējas izteikties, mikrofons ir atslēgts, lūdzu, ieņemiet savu vietu, jo pretējā gadījumā izteikšu aizrādījumu. Kolēģi Agēā, lūdzu, apsēdieties! Jums nav šobrīd dots vārds. Lūdzu, apsēdieties. Nu, tagad Uh, nav nevienam uh, uh, vārds vairs par reglamentu, neviens nevēlas neko teikt par reglamentu, tagad vārds Verhofstadt kungam. Uh, Mr. President. Priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji, es domāju, ka Ponsa kungam bija pilnīga taisnība, kad viņš pirms dažiem mirkļiem teica, ka tas ir absolūti muļķīgi no mūsu puses noturēt šīs debates un ka mēs to jaucam ar vēlēšanu kampaņu, kurā daži uh, da, kura dažiem no mums jau ir sākusies, bet es vēlētos norādīt, ka pirmais, kam tas ir jāievēro, ir e, parlamenta priekšsēdētājs, lai viņš nesāk savu Itālijas kompāņu. Tā ir tā problēma, ar kuru saskaramies. Šiem esla dēļ, un es ar to arī beigšu savu uzstāšanos, es uh, aicinu jūs, jūs esat mūsu plenārsesijas vadītājs, balstoties uz reglamentu, aicināt parlamenta prezidentu atsaukt savus vārdus, atvainoties par tiem un otrkārt ķersimies pie darba saskaņā ar plenārsēdes plānu, un tas ir jūsu darbs priekšsādātājiem. No. Herr Kollege Verhofstadt. Kolēģi Verhofstadt. Pieņēmu jūsu aicinājumu zināšanai un, protams, visu info, par visu informēšu priekšsēdētāju par uh, notikušo. Tagad pārējām pie balsošanas vispār. Vispirms par cilvēku tiesību situāciju Kazahstānā pār pret atturas pieņemts balsošana par kopējo rezolūciju par Irānu par pret atturas pieņemta. Tagad par cilvēku tiesību situāciju Gvatemalā septiņu grupu uh, Eh, rezolūciju, otrais grozījums par pret atturas noraidīts, pirmais grozījums par. Pārbaudīsim rezultātu balsojumā par otro grozījumu. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts par eh, rezolūciju kopumā par pret atturas pieņēmts. Svietkas ziņojums. Viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Fjellnera ziņojums viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Delange Galtjērī ziņojums. Makārtīkungs lūdzu svārdu, lūdzu. Mikro. Atbilstoši 59. pantam, 3. punktam reglamentā gribu lūgt, lai mēs pāriem pie balsu, pie grozījumiem. Diemžēl SND un eh, Tautas partija ir noslēguši vienošanos sarunās, lai izslēgtu citas eh, grupas no tā, lai viņiem būtu teikšana šajā pakotnē, eh, kas tikai. Tāpēc mēs prasām, lai balsojums notiek personāla balsojuma formā un lai mūsu grozījumi varētu pasargāt uh, Eiropas uh, namu īpašniekus. Tā tad uh, Makārtī kungs aicina personālu ba balsēm noteikti par visiem grozījumiem, vai ir kādi iebildumi, Galķērī kungs Ar lielu vairākumu ir nobalstots par šo tekstu. Mūsu pagājušā reizē jau Gigalda kungu runāja, ka šis teksts ir pārāk tāds um, nesaistošs, mīksts. Tagad mēs esam palākuši atkal pretēju apvainojumu. Manuprāt, ka mūsu priekšā ir ļoti līdzsvarots teksts, kas tieši nepieļaut tās lietas, ko jūs teicāt, kas tieši notikt. Tā ka es aicinu balsot uh, tā, kā tas uh, tika komitejā uh, apstiprināts ar lielu vairākumu. Paldies! Paldies uh, par uh, kārtīkunga ierosinājumu personāla balsojums. Uh, vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad uh, par uh, otro grozījumu personāla balsēm sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to ir noslēg, eh, pabeigts pirmais lasījums, tagad pīpera uh, ziņojums, 62. grozījums, personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēgts pirmais lasījums. Holmajers ziņojums. Gribu norādīt, ka mēs uh, centāmies uh, sagrupēt personāla balsojumus par grozījumiem, bet iesniedzēji to noraidīja. 16. grozījums par pret atturs norādīts, noraidīts 8. grozījums par pret atturs noraidīts, 28. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Noraidī, e, e, noraidīts. ir vairāki personāla balsojumi. 29. grozījums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 30. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. Noraidīts. 33. Uh, par, uh, sākam balsot. Uh, beidzam balsot. Noraidīts. 34. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 36. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 37. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 38. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 39. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 40. divās daļās, pirmā daļa, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīta. Otrā daļa, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīta. 41. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 44. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 45. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 46. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 47. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 48. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums, kas par? Pret atturas noraidīts. Personāla balsojums 17. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 18. grozījums par pret atturas. Noraidīts 19. grozījums par pret atturas. Noraidīts 7. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 20. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 21. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 23. par pret atturus noraidīts. 11. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. punkts, oriģināla versija, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par pret atturas noraidīts, 4. par pret atturas noraidīts, 5. par pret atturas noraidīts, 13. personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 27. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pretatturus pieņemts, otrā daļa par pretatturus pieņemta. Sestais grozījums par vēlaties pārbaudīt pa 27. punkts otrā daļā. Balsēm elektroniski, beidzam balsot. Pieņemta. Sestais grozījums par pretatturus atturas noraidīts. Pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts šis grozījums. 28. punkts oriģināla versija personāla balsojums vai uh, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 24. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 25. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 26. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 27. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. B apsvērums, oriģināla uh, teksts, uh, personāla balsojums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad rezolūcija ar grozījumiem, personāla balsojums, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. Tagad dzimumu līdzsvars uh, rezolūcijas priekšlikums, ko sagatavojuši piecas grupas. Uh, trešais grozījums sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts. Pirmais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums personāla balsojumu sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums par pret atturas pieņemts. M apsvērums, orģināla teksts par pret atturas pieņemts rezolūcijas projekts ar grozījumiem, personāla balsojums, vai visi ir nobalsojuši. Bals... Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, uh, grozi tātad par uh, Eh, tagad par uzstāsies Gigoldkungs eh, zaļo grupas vārdā par šīs dienas balsojumu par ie, eh, amatos iecelšanu. Priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, zaļo grupas vārdā un ar atsaucu uz 191. pāntu reglamentā es gribētu lūgt atlikt balsojumu par eh, diviem minētajiem ziņojumiem. Lieta ir tāda, ka jau daudzus gadus un arī pēdējā eh, rezolūcijā pirms dažām sekundēm mēs eh, prasam vairāk dzimumu līdztiesības augstākajās pozīcijās finanšu sektora Eiropas Savienībā, bet situācija ir tāda, ka ECB izpildu valdē ir viena sieviete un pieci vīrieši. Vispārējā ECB padomē ir viena sieviete un 22 vīrieši. Uh, Eh, vienotā norīkojuma valstī ir viena sieviete, pieci vīrieši, un tas pats atkārtojas eh, pārējās iestādēs. Tāpēc jautājums ir tāds, cik ilgi sievietes gaidīs, lai Eiropas parlaments nodrošinātu viņām vienlīdzīgas iespējas tā vietā vienkārši, lai tikai atdodot eh, vienu posteni pret otra citiem. Un, un tieši tādēļ mūsu priekšsēdētāju konference ir rakstījusi divas vēstules komisijai un padomēji, un viņi ir saņēmuši ļoti izvairīgas atbildes. Un tieši tāpēc tiek izslēgts mikrofons. Paldies, Gigotkungs! Tagad vārds uh, Galtjērī kungam, kurš izteiksies pret šo ierosinājumu. Thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, gluži vienkārši varētu pateikt, ka balsojumā, kas mums bija nu pat par rezolūciju 147, eh, pāri jau nolēma par šo jautājumu, ko Svens teica, atlikt balsojumu. Un kāpēc tik liels eh, vairākums nolēma neatcelt balsošanu? Jo balsošanas atcelšana, manuprāt, ir nepareiza atbilde pareiziem jautājumam, jo jautājums, ko jūs uzdodat, ir ļoti pareizs. Un eh, iemesls, kāpēc mums šajā rezolūcijā esam norādījuši uz rīcības plānu, kā palielināt sieviešu pārstāvību augstākajos posteņos, un šī iemesla pēc mēs arī esam iesaistījušies ar padomu un komisiju darbā, lai saņemtu atbildes vēstuli un skaidru apņēmību, kā rīkoties nākotnē. Bet Bet, ja jūs skatāties uz eh, Gigolda kunga konkrēto jautājumu, tad eh, tas nav pareizi un varu pasteikt, kāpēc, burtiski piecās sekundēs, kāpēc vajadzētu atcelt eh, Laviolas kunga iecelšanu, kuru ir atbalstījuši 88% locekļu komitejā. Viņš ir kvalificēts, viņš ir strādā struktūrā, ko vada sieviete un visā. Paldies, kolēģi Galtieri! Um, un abi tātad uh, šie ierosinājumi ir izteikti un saprasti. Un uh, ir uh, abi deputāti ilgi strādā parlamentā un zina, ka viņu rīcībā katram ir viena minūte, lai uh, izskaidrotu savu ierosinājumu. Un tagad notiks balsošana. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojums par pirmo galķērī ziņojumu par Sebastiāno Laviola iecelšanu amatā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Eiropas centrālās bankas valdes locekļa iecelšana eh, Filipa, Filips R. Lēns. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un trešais galtķērī ziņojums Eiropas banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā. Jose Manuels uh, Kampa uh, aiz, uh, aizklāts balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad rezolūcijas priekšlikumi. Uh, cilvēku pārkāpumi, cilvēku tiesību pārkāpumiem piemērojams Eiropas sankciju režīms, piecu uh, grupu rezolūcija, otrais uh, punkts uh, pieņemts, sestais par. Ne, otrā, otrā daļa tātad pieņemta, sastais punkts par pret atturas pieņemts, rezolūcija kopumā ar grozījumiem personāla balsojums. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. pieņemts rezolūcijas priekšlikumi nepieciešamība steidzami izveidot ES melno sarakstu trešām valstīm. Šis ir sešu grupu rezolūcijas priekšlikums par pretaturas pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums par klimata pārmaiņām sešu eh, grupu iesniegts eh, priekšlikums, pirmais grozījums, eh, vai no, viss nobalsojuši beidzām balsot. Noraidīts. 14. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 12. punkts, oriģināla teksts, divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Uh, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par personāla balsojumu pret atturas noraidīts, 16. grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīta, otrā daļa atkrīt, 12. grozījums personāla uh, balsojums, uh, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais. Uh, 16. punkts, oriģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums par pret atturas pieņemts. 7. Pārbaudīsim balsojumu rezultātu par devīto grozījumu. Sākam balsot elektroniski, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts divās daļās. Pirmā daļa par pretaturas pieņemta, otrā daļa par pretaturas pieņemta, otrais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. 20. punkts, oriģināla teksts par pretaturas pieņemts. 25. 26. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to atkrīt oriģināla teksts, 25. punkts oriģināla teksts par pret atturas pieņemts, 27. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 27. punkts oriģināla teksts pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Ceturtais grozījums divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīt, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 17. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. Orģināla teksts 28. punktā divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 18. grozījums personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturus noraidīts. 19. grozījums par pret atturus noraidīts. 31. punkts, orģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, sākam balsot. Es pārteicos, tātad mēs balsojam par 32. punkta pirmo daļu personāla balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta otrā daļa 32. punktā personāla balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts Mēs atgriežamies pie 31. punkta uh, par pret atturas pieņemts. 20. grozījums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīta, otrā daļa atkrīt, 34. punkts oriģināla teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemta, 21. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 35. punkts. Mm, jāpārbauda mums tomēr 22. grozījums, elektronisks balsojums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts, oriģināla teksts, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? Pieņemta otrā daļa personāla balsojuma. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 36. punkts, orģināla teksts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas pieņemta, 23. grozījums personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 42. punkts, oriģināla teksts par pret atturus. Nu, pieņemts. 44. punkts, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturus pieņemta, otrā daļa par pret atturus pieņemta. 48 punkts, orģināla teksts, pirmā daļa par, pret atturas pieņemta, otrā daļa par, pret atturas pieņemta, desmitais grozījums par, pret atturas noraidīts. Jūs pieprasāt pārbaudīt, pārbaudām balsēm rezultātu, balsēm elektroniski desmitais grozījums, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 55. punkts, oriģināla teksts par pret atturus pieņēmts, 11. grozījums par pret atturus noraidīts, 24. par pret atturus noraidīts, 56. punkts, oriģināla teksts, pirmā daļa par pret atturus pieņemt, otrā daļa par pret atturus noraidīta. 57. punkts, orģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 58. punkts, orģināla teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Sastais grozījums personu nobalsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 60. punkts orģināla teksta divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemta. Otrā daļa sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 64. punkts, 8. grozījums pārpret atturas noraidīts, 65. punkts, oriģināla teksts par pret atturas pieņems, 68. punkts, oriģināla teksts par pret pret atturas pieņems rezolūcija ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta rezolūcija, līdz ar to citi rezolūciju priekšlikumi atkrīt tagad rezolūcija ieteikuma attiecībā uz ES un ASV sarunu sākšanu. Tā ir starptautiskās tirzniecības komitejas sagatavot rezolūcija. Džanī kungs lūdzu vāru. Paldies. Mm, atbilstīgi 108. pantam par komerc vienošanām un saistībā ar pārunu atsākšanu ar ASV es vēlētos informēt kolēģus, ka Amerikas tirzniecības pārstāvis ir norādījis, ka šāda vienošanās ir absolūti nepieciešams mm, slēgt, ja lauksaimniecība netiek iekļauta. Runātāja tiek pārtraukta. Žanē kundze, jūs neuzstājāties par reglamentu. Un, ja jūs vēl tā rīkosieties, es izteikšu jums aizrādījumu. Tagad sākam balsot, astotais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 34. par pret atturus noraidīts, otrais 23. 15. grozījums, kas ir identiski par pret atturus noraidīt, devītais grozījums par Labi, pārbaudīsim balsošanas rezultātu par 2, 23 un 15 grozījumu, kas ir identiski. Bal sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. noraidīts. Trešais, 16, 24 grozījums ir identiski, kas ir par, pret. Nu, pār, sākam balsot elektroniski, jo uh, nav skaidrs rezultāts. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Noraidīts. 35. grozījums par pret atturas. Noraidīts 10. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 36. grozījums par pret atturas pret atturas noraidīts, 19. par pret atturas noraidīts, 37. par pret atturas noraidīts, 20. par pret atturas noraidīts, 38. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 17. un 25. grozījums ir identiski, personāla balsojums par abiem. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par pret. Atturas. Jā, pārbaudīsim rezultātu. Sākam balsot elektroniski par 39. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā tad uh, viss ir paritāte. Ir ievērot tagad 40. grozījums pārpret atturas pieņā, eh, noraidīts, 41. pārpret atturas noraidīts, 42. grozījums pārsto nav balstojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 43. grozījums, pārsto nav balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt 44. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts, 4., 12., 28. grozījums ir identiski, balsojums divās daļās, personāla balsojums par pirmo daļu. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk identēt, identiski 5, 5, 13, 21, 27 pārsnāla balsojumu sākam balsot. Ja visi beidzam, beiguši balsot, tad beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 6, 14, 22, 28 D identiski divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 29.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 Pār, vēlties pārbaudīt? Labi, 32. Par, par, pārbaudam elektroniski. 32. elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais par. Pret. Atturs. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Septītais ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par personāla balsojumus par rezolūciju kopumā. Ja visi nobalsojuši. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādā gadījumā nonākam pie Silas Pereiras ziņojuma Eiropas monetārā fonda izveide. 25. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 5. un 17. identiski personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. 8. personāla balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 20. par, pret, atturas noraidīts. 21. personāla balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 22. ar personāla balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 24. personāla balsojums sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, beidzam balsot. Norādīts. 18. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 23. par. Pret. Atturs. Norādīts. 7. par pret atturas noraidīts. Otrais par pret atturas noraidīts. Astotais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais par 14. personāla balsojums. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Trešais par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturas, noraidīts. Par rezolūciju kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Nonākam līdz ar to pie, stāv, pie rezolūcijas par stāvokli Nikaragvā. Astotais. Astotais pants, divās daļās, pirmā daļa, otrā pārpret atturs pieņemts, otrā pārpret atturs pieņemts, pirmais, pars, pirmais grozījums personāla balsojums. Haben alle abgestimmt. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Norādīts. Rezolūcija kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie Teokāras un Gambusas ziņojuma. Gada strateģiskais ziņojums par ilgspējīgas attīstības mērķu īstenošanu un sasniegšanu. Piektais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Ja viss nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts sastais personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais personāla balsojums sākam balsot. Ja viss nobalsošu, nu, tad beidzam balsot. Norādīts. Nu, astotais grozījums par. Tas nav astotais grozījums, bet gan 20. pants atsevišķs balsojums. Sākotnēs teiks par. Pret. Atturs. Pieņemts. 22. pants. Vēlties pārbaudīt 20. pantu sākotnēju tekstu. Labi, sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Sakotnēs teksts 22. pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas, pieņemts. 23. sākotnēs teksts par, pret, atturas, pieņemts. 24. pants sākotnēs teksts par, pret, atturas, pieņemts. 25. pants sākotnēs teksts par, pret, atturas, pieņemts pieņems 27. pants sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts. 22. grozījums par pret atturs pieņemts. Nonākam 20. Vēlties pārbaudīt 27. sākotnējo tekstu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Tātad visi nobalsojuši beidzam balsot. Norādīts. 29. pants sākotnēs teiks divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs norādīts, otrā daļa par, pret, atturs Noraidīts. Pirmā daļa bija pieņemta, atvainojas 32. pants, sākotnēs teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret atturs pieņemts. 49. pants, sākotnēs teksts par, pret. At, pārbaudīsim elektroniski. 49. pants, sākotnējais teksts. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 55. pants sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 56. pants sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 58. pants sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. 75. pants par pret atturas pieņemts. 79. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. 88. pants par pret atturas pieņemts. 8. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Q apsvērums sākotnēs teikts par, pret, atturas, noraidīts. U apsvērums sākotnēs teikts divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Pirms nonākam, pirms nonākam pie gala balsojuma gribētu lūgt ieteiktu jums tomēr tūlīt pēc šī gala balsojuma to izstrauji iet ārā no zāles, lai tie, kas vēl savus balsus skaidrot, var tā to darīt. Sākam personālu balsojumu, respektīvi par eh, rezolūciju kopumā. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts. So. Sāksim balsojumu skaidrojums un dodu uh, un aicinu Dorfmanu, Karas, Jakovčič, Ferhofštāt, Ertug. Aicinu visus minētos kungus pēc iespējas ātrāk atstāt zāli. Kas vēl vēlas tikt nosaukti, turpiniet runāt. Sāksim ar balsojumu skaidrojumiem par Reda ziņojumu attiecībā uz Eiropas Industriālās tehnoloģiskās pētniecisko kiberdrošības kompetenci centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Frau Kollegin Van, Van Bremtes kundze. Karas kungs turpina sarunas ar Gresles kundzi. Grostets kundze. Nu, tagad vārds Harkins kundzei, lūdzu. Harkins kundze nav zālē. Tādā gadījumā vārdu dodu Spiraki kundzei. Arī viņas nav. Sošņers kungs, lūdzu. To, co proponuje e, to rozporządzenie. Tas, kas tiek ierosināts šeit, ir solis virzībā uz interneta atkarību no valsts. Redas kundze pārstāv pirātu pārtiju, bet viņa ir Eiropas supervalsts dienestā esošs pirāts. Un tad mēs nonāksim situācijā, ka šī, šī pētnieciskā darbība tiks izmantota, lai attaisnotu valstu iejaukšanos internetā. Infrastruktūras nodrošināšana būs eh, pamatojums, lai varētu apturēt darbību internetā, kas būs izbūvēta par Eiropas naudu. Jaunie subsidētie uzņēmumi būs atkarīgi no šīm subsīdijām. Tie nekad nepelnīs, jo subsīdijas plūsīs, plūdīs vēl un vēl. Mēs vēlamies neatkarību, mēs nevēlamies, eh, lai Eiropas Savienība darbina internetu. Paldies! Paldies Sošņers kungam! Tas bija par Redas ziņojumu. Tālāk Pierī kundzes ziņojums par 2018. gada ziņojumu par Turciju Makovei kundzu lūdzu. Uh, Džiban Oskan, Husein. Jā, paldies. Iban Hoskan, Husei Gonakan, Karaman Demires, Mustafa Erdem, Osman Karakreja, Jusuf Kankan un daudzi, daudzi citi. Tie visi ir žurnālisti vai profesori. Viņi ir turku izcelsmes. Un pagājušā gada augustā un septembrī viņi tika nolaupīti no Kosovas, Moldovas un citām valstīm. Kopumā 2018. gadā ir šādi 18 cilvēki, kas tikuši nolaupīti. Protams, ka to visu pasūtīja Erdogans, līdzdarbojoties minēto valstu valdībām. Esmu redzējusi attēlus ar viņu arestiem skolu priekšā vai tad, kad viņi tika izvesti no savām mājām. Viņi tika nolaupīti, ievietot lidmašīnā un nosūtīti uz Turciju. Tur eh, nav arī bijis nekādu pieprasījumu izdot šīs personas. Tie, tās ir bieži vienkārši nolaupīšanas, tāpēc aicinu glābt šos cilvēkus. Neredzu zālē ne Makovei, ne Spiraki, ne Kjučuku kungu, tāpēc dodu vārdu Pospišulu kungam tagad. Děkuji pěkně, pane předsedající. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār šo ziņojumu, jo uzskatu, ka ir ļoti svarīgi paust to, ka ņemot vērā situāciju Turcijā, vienkārši nav iespējams turpināt iestāšanās sarunas ar Turciju. Situācija sabiedrībā, tas, kā valsts tiek pārvaldīta, tik ļoti atšķiras no Eiropas izpratnes par cilvēktiesībām, ka Turcija nevar tikt vairs apsvērta Eh, kā kandidātu uz iestāšanos Eiropas Savienībā, bet mums ir jāuztur labas attiecības ar Turciju, tā ir NATO dalība valsts, tomēr mums ir jāatzīst, ka Eiropas Savienības dalība vienkārši nav reāla, un tas arī ir iekļauts rezolūcijā. Paldies! Sošņirts kungs! Šajā parlamenta sesijā Mums gan ir šomēnes divas, jo esam e, ļoti aizņemti ar normatīvo darbu. Mēs esam sūdze, sūdzējušies par Turkmenistānu, Kazahstānu, e, e, Krieviju, Nikaragvu un droši vien vēl kaut kādu palaidu garām. Tagad mēs kritizējam Turciju. Vai jūs domājat, ka kādam tas rūp? ja mēs desmit nosodījumus katru mēnesi izdod, tad tas nevienam nerada nekādu iespaidu. Pat, ja jūs esat tik e, taisnīgi, ka taisnīgāk nevar būt, arī tādā gadījumā esat e, tomēr tik ļoti novirzījušies pa kreisi, ka tālāk nav iespējams. Jūs uh, vēlties integrēt Romus uz, par nodokļu naudu, kodolreaktors attīstīt un ko tik vēl. Ne, nu es nevarēju balsot par. Paldies Sošņers kungam. Škripek kungs. Paldies priekšsarētāji. Es atzinīgi vērtēju to, ka šajā ziņojumā ir apkopot daudz aktuālu jautājumu attiecībās ar Turciju. Nav šaubu, ka mums ir darīšana ar eh, ļoti nestabilu e, kaimiņu valsti. Un Turcija apdraud arī visus, kas dzīvo viņiem apkārt, dažādas tautības. Eiropas Savienībā ir jāspēj paust skaidru nostāju par Turciju. Tāpēc Eiropas kristiešu politiskā kustība, kuru es vadu, iesniedza e, lūgumu rakstu, lai uh, vēlreiz pavisam reizēm izbeigtu uh, pirms iestāšanās sarunas ar Turciju. Mums ir jāpasaka viņiem, ka tas būs spēcīgs politisks signāls, bet pašreizējā situācija Turcijai pelnījusi šādu rezultātu. Nav vairs uh, laika, kā ziņojumā prasīts, apturēt tikai sarunas. Tās ir jāizbeidz. Paldies Škripekungam. Tie bija skaidrojumi par Pirikundas ziņojumu. Tagad eh, skaidrosim Harkins kundzes eh, ziņojumu par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu. Šoidrovs kundze. Paldies, priekšsarētāji. Es atbalstīšu ziņojumu par Eiropas pusgadu. Galvenokārt tādēļ, ka nodarbinātība ir temats, ko mēs nevaram pamest novārtā. Kaut arī mēs šobrīd saskaramies ar izaugsmi Darba tirgu joprojām Eiropā ir problēmas. Piemēram, ir ļoti liels atšķirības nodarbinātības un arī algu līmeņos starp dalību valstīm. Un mēs varam sagaidīt, ka nākotnē noteikti nāks krīze, piemēram, pieaugs bezdarbs. Būs dažādi izaicinājumi, piemēram, pieaugot automatizācijas līmenim. Uh, ir iespējama arī jauna krīze saistībā arī ar demografisko situāciju, respektīvi sabiedrības novecošanos, tāpēc mums ir jāsagatavojas šiem izaicinājumiem. Vienlaicīgi tas, kas man nav pieņemams, ir augstais nabadzības līmenis mūsu strādājošiem. Šobrīd tas ir 9,6%. Mums vajadzētu censties nodrošināt, ka atšķirības starp eh, vīriešu un sieviešu algām arī samazinās. Paldies Šaidrovs kundzei. Tas bija par Harkins kundzes ziņojumu. Tagad skaidrosim Fjellnerkunga ziņojumu. Balsojam par to, respektīvi, attiecībā uz preferenču sistēmu. Šoidrovs kundze, lūdzu. Ďakuj. Paldies. Es e, balsoju par šo ziņojumu. Tātad par Fjellnerkunga ziņojumu. Es piekrītu tam, ka sistēmas izveida ir ļoti svarīga, sistēma kā tāda ir ļoti svarīga, jo tādējādi mēs varam samazināt eh, nabadzību, izmantojot starptautiskās tirsniecības rīkus eh, nabadzīgajās valstīs. Uh, Es vēlētos uzsvērt, ka tās nozars, tās jomas, kurās mums ir vairāk jādara, ir sieviešu lomas stiprināšana tajās valstīs, kur saņem atbalstu no šās sistēmas. No vienas puses es vēlētos uzsvērt cilvēktiesību ievērošanu, no otras sieviešu tiesību ievērošanu. Būtiski daudz jau ir padarīts, lai stiprinātu sieviešu ekonomisko situāciju, un tomēr sievietes nabadzīgajās valstīs cieš visvairāk. Tāpēc atbalsts šajā ziņojumā rakstītās rekomendācijas, kas iestājas par sieviešu situācijas uzlabošanu šajās valstīs. Paldies Šoitrovs kundzei, un tagad Vardas kundzei viens vārds lūdzu. Eiropas Savienība visu laiku mēģina uzlabot savu politiku cilvēktiesību jautājumā un to ieraksta tirzniecības nolīgumos. Šī vispārējo tarifu preferenču sistēma. Uh, un īpaši VPS plus sistēma iestājas par ilgspējīgu attīstību un eh, bērnu un piespiedu darbu izskaušanu. Eiropas parlamenta ziņojums par VPS uzsver to, cik šie sistēma ir svarīga, un uzsver to, ka VPS plus sistēma ir vēl labāks rīks. Tāpēc mēs atbalstam apvienoto nāciju mehānismu cilvēktiesību jautājumu iekļaušanai ikvienā tirdzniecības nolīgumā, kas tiks noslēgts nākotnē. Tomēr Eiropas Savienībai ir jādara, tiešām jādara vēl daudz vairāk, lai cilvēktiesības padarītu par obligātu komponentu tirdzniecības nolīgumos. Vēl bez tām ārpus eh, Eiropas Savienības, Amerikas Savienotās valsts darbojas gandrīz mums pret. Mēs redzam, ka arī Brexits. Runātāji tiek pārtraukti. Paldies, Vordai, un tagad eh, mēs esam pabeiguši jautājumu balsojumu skaidrojums par Fielnavu. Un tagad eh, nākamais ir par vienotās noregulējuma valdes locekļa iešķiršanu un, pirmajai, pie, piešķiršanu un dod pirmajai vārdu kumpulai natri. Paldies, prieksēdētāji kungs! Eiropieši ir ievēlējuši 37% sieviešu Eiropas parlamentā, un, kā mēs zinām, vienīgā institūcija, kurā Eiropas Savienības iedzīvotāji var ievēlēt tiešā veidā, esam tieši mēs. Uh, Tā tad jā, mēs eh, balsojām šajos svarīgajos amatos par trim vīriešiem, bet kāpēc ne par sievietēm? Es eh, vēlējos eh, tikai pateikt, ka vienmēr dalību valstīm izvirzot kādam amatam kandidātus ir jāizvirza kā sieviete, tā vīrietis. Eiropas institūcijas to ir 11 un tikai divas vada sievietes. Un 25% visos vadošajos amatos ir sievietes. Situācija mainās tik ārkārtīgi lēni, ka, manuprāt, šī, šo te stikla griestu laušana ir svarīga mums visām, un arī mums visiem, vīrieši ieskaitot. Paldies, eh, Kumpulai Natri, un tagad eh, dodu vārdu Pietrovska kungam lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Es gala beigās tomēr nobalsoju par šo rezolūciju, jo es jau to debatēs pieminēju un esmu spiests atkārtot. Tātad šīs te rezolūcijas par trim kandidātiem ļoti augstos Eiropas Savienības institūciju amatos. Mēs šeit pieminējām šo īso sarakstu, un vēlreiz vēlējos uzsvērt, ka ECR politiskais spēks vienmēr ir iestājies par dzimumu līdzsvaru, dzimumu līdzsvaru kandidātu izvirzīšanā. Tomēr mans politiskais spēks vēlas un pieprasa arī geogrāfisko līdzsvaru. Visi kandidāti nāk no tā saucamajām vecajām dalību valstīm, un tā tas nedrīkst turpināties. Patiesībā tendence tāda turpinās arī citur, un eh, visi kandidāti no 29 komisāriem ir tikai 9 eh, sievietes, bet gala beigās es balsoju par šīm eh, rezolūcijām. Tagad ķeramies klāt attiecībā uz pārkāpumiem pret cilvēktiesībām. Arī šeit pirmais runātājs būtu Pietrovska kungs. Parlament. Eiropas parlaments pieņēma kopīgo rezolūciju par cilvēktiesību pārkāpumiem un par sankcijām. Mēs, Eiropas parlaments, vēlamies iesaldēt eh, aktīvus un aizliegt Eiropā iebraukt ikvienai juridiskai vai privātu personai, ja šī persona ir bijusi atbildīga par cilvēktiesību pārkāpumiem vai sistēmisku korupciju. Mēs uzskatām, ka šī jaunā sistēma efektīvi dargo, darbosies, tomēr pats esmu šaubu un neziņas pilns. Uh, Doma jau ir tāda, ka dalību valstīm šī, e, šis reg regulējuma kopums ir visām jāinterpretē vienādi, un tomēr, neskatoties uz savām šaubām, es gala beigās balsoju par šo rezolūciju. Paldies! Un tagad mēs pārējām pie klimata pārmaiņu rezolūcijām, un pirmajai dodu vārdu Mirandas kundzē, lūdzu. Muito obrigada, presidente. Esta semana... Paldies, prieksēdētāji kungs! Šonadēļ Eiropas parlaments mēs esam ārkārtīgi daudzi, kuri cīnās pret klimata izmaiņām. Un rītā mēs nedrīkstam kavēties. Šie jaunieši, kurus mēs redzējām šonadēļ, kuri tiešām cīnās un iestājas par tīru planētu, par tīru ūdeni, par tīru gaisu. Tie ir jaunieši, kuri patiesībā aizstāv mūsu un iestājas par vidi. Protams, ka problēma ir ļoti svarīga arī manā valstī, Galīcijā. Mums ir problēmas ar eikaliptu mežiem, kuri ļoti viegli aizdegas mūsu klimatā. Šie eikaliptu meži ir sastādīti Galīcijā. Uh, Eh, pret iedzīvotāju gribu un eh, Sanžak de Compostela arī tur pagājuši nedēļa tika organizēta manifestācija pret šiem eikaliptu mežiem un par klimatu. Paldies Mirānas kundzei un tagad Omar Dž. divas minūtes eh, lūdzu. Prieksēdētāji kungs, paldies! ieklausīties eh, jauniešos no visas pasaules, iesa, ieklausīties eh, jauniešos Eiropā, klausīsimies šajos jauniešos, kuri iestājas eh, par klimatu un vēlas rīkoties šobrīd, vēlas rīkoties, lai saglabātu klimatu un lai saglabātu dzīvību uz zemes. Mēs nedrīkstam vairāk gaidīt, pie tam nevis tikai gaidīt runās, mums ir jārīkojas. Šis ir vēsturisks brīdis. Tā ir jaunatne, kas mūs vecos tagad vada. Mēs nedrīkstam vairs tālāk kavēties. Mēs nedrīkstam kā aklie doties pakaļ aklajiem, kā teiks Briselē, jo šies aklais mūs vada pretīm bezdibenim. Klimata tā zvans jau ir nozvanījis. 2-3 grādi pieaugums, tas ir noziegums pret cilvēci, bet kurš tiks tiesāts? Nākamais Urban Krespo kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Jaunieši griežas pie Eiropas Savieniības un runiet ne tikai par klimata izmaiņām. Uh, Jaunieši mums liek saprast, ka rīcība ir izšķiroša un tai ir jābūt nekavējošai. Ar šo balsojumu par rezolūciju mēs izteicām savu atbalstu tiem jauniešiem, kuri šobrīd iziet ielās, lai izteiktu savu nepatiku pret sistēmu. Protams, ka klimata izmaiņas skar mūs visus. Mums ir nepieciešams kā institūcijām, tā dalību valstu valdībām beidzot stāties pretim tiem spēkiem, kuri noplicina mūsu klimatu un mūsu sociālās politikas. Un eh, klimata izmaiņas ir jāieraksta arī sociālajos plānos. Ja mēs vēlamies glābt mūsu planet, planētu, tad mums tas ir jādara nekavējoties. Paldies Urban Krespo kungam un tagad Kumpulu Natrī kundzei dod vārdu lūdzu. Godātais prieksēdētāja kungs, komisija ir piedāvājusi divas eh, ceļa kartes, lai mēs vēlākais 2050. gadā nonāktu pie nulles izmešu vides. Un tomēr mēs vēlamies, lai arī 30. gadā tāda vai citāda mērķi būtu izpildīti. Un parlaments skaidri pateica, ka jau 30. gadā eh, vismaz par 55% ir jāsamazina eh, salīdzinot ar 90. gadu izmeši. Šo ideju atbalsta vairums dalību valstu, un es esmu ļoti lepna, ka mana valsts, Somija, kur pārņems prezidentūras grožus jūlijā, es ceru, ka tai izdosies padomi pārliecināt, rīkoties izšķirīgi un ātri, jo mums ir nepieciešama pavisam skaidra mērķa un pavisam skaidra to izpilde. Arī skolnieki Somijā iziet ielās, un šo piekdienu rītā ir paredzēta milzīga demonstrācija. Viņi griežās pie mums, pieaugušajiem, ja mums ir rīcības spēja un vara rokās. Paldies Kumpulē Natrī kungam un tagad Pietrovska kungam vārds. Dziękuję bardzo. W rezolucji naszej grupy europejskiej. Paldies. Savā rezolūcijā, respektīvi KR grupas rezolūcijā, mēs atzīmējam, ka Eiropas Savienība ir atbildīga par mazākā 10% no globālo siltumnīca efektu radošajo gāžu emisijām. Un Eiropas Savienība nevar sasniegt Parīzes vienošanās mērķus bez citu valstu līdzdarbošanās un ieguldījumu. Turklāt mēs nevaram runāt arī tikai un vienīgi par saviem resursiem un savu enerģijas drošību. nu, piemēram, atbalsts eh, tīrām ogļu tehnoloģijām būtu krietni veiksmīgāks. Tas nozīmē, ka mēs varētu iegūt eh, ūdeņradi kā, skait, nu, kā vidē draudzīgu eh, degvielu, un tāpēc balsoju pret šo kopējo rezolūciju. Paldies, Pietrovska kungam. Nākamais runātājs Sošņērca kungs nulle emisiju ekonomika. Tā ir pilnīgi tāda politiska utopija un fantāzija. Nekas tāds mūžā nekad netiks pieredzēts. Tādu tehnoloģiju mūsu rīcībā nav, lai ko jūs arī šeit nerunātu visos šais paksos, pakšos. T to mainīt iespējams nebūs. Var rakstīt dokumentu pēc dokumentu. Uz dokumentu jau visu ko var uzrakstīt, bet faktus tas nemaina. Varam būt visi vienis prātus, ka šai gadījumā m, mm, līdzekļi atkal tiks tikai šķērdēti, bet beigu beigās eh, nekas mainīts netiks. Ja jūs tik neobjektīvi un tik nerealistiski izturēsieties pret šiem mērķiem, tad tiešām panākt neizdosies neko. Vienīgais rezultāts būs tāds, ka jūs nodarīsiet pāri ekonomikas tautsēmniecību. Bet sociālistiem, jo tas ir tipiski, viņi vienmēr tā rīkojas, Un tagad šī klimata politika nākotnē jau gadu darbojas šajā pasaukumā. Esam tūkstošiem grozījumu veikuši šai klimata pārmaiņu apkarošanas politikā. Nekas šai jomā nav paredzams, nekas nav stabils, investīcijas nav iespējams, un arī parlamentam neizdosies neko šeit paveikt, ja vien tas nav pavisam uz otru pusi šo politiku nevērsīs jau rītdien pat. Lielas paldies Sošņērts kungam. Nākamā runātāja Džūlija Vorda. Klimata pārmaiņas ir globāla parādība, un tai nav robežu. Mēs šeit Eiropā esam ar milzīgu atbildību saviem pleciem pasaules priekšā, ir tīpaši to priekšā, kas dzīvo um, riskiem pakļautās valstīs. Mums turklāt ir milzu atbildība arī par to labklājību, ko atstāsim nākamajām paudzēm. Esmu vienmēr atbalstījusi jauniešus. Uh, ko iedvesmojusi Grēta Sundberga un kas piedalās šais piekdienas skolu streikos un pieprasa tūlītai steidzamu rīcību, lai pārliecinātos, ka dzīvība visās tās izpausmēs uz zemes tiktu respektēta un turpinātos. Bet vai mēs viņos ieklausāmies, kā līdzfinansētāja Eiropas parlamenta bērnu tiesību jomā ar skumjām secinu, ka konservatīvie spēki šai valstī, nu tā teikt, nenovērtē un, un netic šiem jauniešu spēkiem un ambīcijām. Gribu vērst jūsu uzmanību uz īpaši aktīvu jauniešu grupu manā elektorātā Akingtonas um, pilsētiņā. Un viņi nāk klajā ļoti aktīvā kārtā ar idejām par um, dabu, un tās ir nākotnes idejas, kuras mums jāuzklausa. Paldies, un noslēgumā beidzot izteiksies arī Farijas kungs. Priekšādātāji, paldies! Es balsoju par šo rezolūciju mm, par klimata pārmaiņām, jo mēs nevaram nonākt līdz tādam neatgriezeniskam punktam, kur vairs neko nevarēs labot par, nu, vērst par labu, mēs vairs nevarēsim dzīvot uz šīs planētas. Mums ir jāiejautas, mums ir jārīkojas. Un jāņem vērā visas šīs acīm redzamās zīmes, eh, visi šie ekstremālie laikapstākļi. Tāpat, piemēram, eh, jādara viss, lai planētas resursi netiktu pār, pārāk lielā mērā izmantot. Ir jāierobežo, jānos, jāregulē lauksaimniecība, ir jāuzņemas atbildība, jārīkojas pārliecinoši un atbildīgi, jāstrādā pie atjaunīgiem resursiem, eh, atbilstīgas, atbilstīgi kurumā, kurināmā Mums ir vajadzīga šī pāreja uz vidē draudzīgu ekonomiku. Mm, tam jānotiek visos līmeņos - Eiropas, reģionālā un nacionālā līmenī. Tautsēmniecība jāmaina, tā jābūt draudz, vidē draudzīgai, mums jābūt krietni ambiciozākiem. Nedrīkstam izvēlēties tikai tādus, eh, kos, tādus kosmētiska rakstura pasākumus. Mums tiešām ir jāsaglabā cilvēcē iespēju nākotnē. Es patiešām ceru, ka tas jau nav par vēlu. Es paldies, saka priekšādātājs. Tālāk mm, par nākamo ziņojumu balsu skaidrojumi notiks par rekomendācijām sarunu uzsākšanai starp ES un ASV. Pirmā izteiksies Džūda Kirtona Dārlinga, bet viņas zālē neredz, tāpēc došu vārdu Emanuēlam Morēlam. Priekšādātā paldies! Eiropas Savienība vadība Mm, kārtējo reizi ieklausās Trumpa tvītos, bet tāpat laikā šķiet nemaz nebīstas par to, ka neapmierinātību pauž arī Eiropas Savienības pilsoņi. Nē, viņi ir gatavi visu, ko darīt sarunās, piekāpties dažādu pārtikas produktu jomā, lai gan, piemēram, ASV liedz mums eh, daudz ko ievest eh, Un ko dara komisija kontekstā, tā visa kontekstā? Viņi vēlas tikai turēties pie veciem vienošanās tekstiem un uh, sadarbību likumdošanas lomā lauksaimniecībā uh, un vēlas TTIP ietvaros, uh, TTIP it kā um, fonā, lai arī to noraidījies iedzīvotāji importēt ASV gāzi. Bet nē, tagad viņi to mēģina kaut kādā veidā tomēr visu iestrādāt šeit tiesību aktos citos veidos. Paldies Morāla kungam tik daudz par ES un ASV sarunu rezolūciju. Tālāk balsu skaidrojumi par, viens balsu skaidrojums par rezolūciju par situāciju Nikaragvā. Un došu vārdu mm, šim nolūkam Miguelam Urbanam Krespo. Priekšādētāji, paldies! Ko nozīmē šie protesti Nikaragvā? Vairāk par 800 cilvēkiem ir tikuši ievainoti, simtiem aizturēti. Mēs nosodām vardarbību pret šādu tautas kustību. Es domāju, ka jāpieprasa īstenot starptautiski izmeklēšana un vainīgie jāsauc pie tiesas un kārtības. Mēs taču atbalstām cilvēktiesības, mums jāatbalsta dialogs ar visām pusēm, tā lai nonāktu pie miermīlīga šī konflikta atrisinājuma Un šādam risinājumam ir jānāk no, pirm, jāsāks pirmam kārtām ar politieslodzīto atbrīvošanu. Ir nepieciešams nodrošināt pamat sociālās tiesības, pulcēšanās brīvību, informācijas saņemšanas blīvību, brīvību. Nikaragas vēsture ir parādījusi, ka šāda veida protesti ir jāizmanto, lai īstenotu sociāls un politikas, pār, politiskas pārveidas valstī. Par Nikaragvas nākotni jālēm Nikaragviešiem pašiem. Un tas jādara pilnīgi autonomi, brīvā kārtā, bez vardarbības, bez represijām. Un visa veida trimdā izsūtītajiem ir jāļauj atgriezties valstī. Lielas paldies Urbanam Krespalkungam. Līdz ar to par šo rezolūciju balsis ir izskaidrotas. Un visbeidzot, eh, balsu skaidrojumu par gada stratēģisko ziņojumu par ilgspējīgās attīstības mērķiem, ko sagatavojas Elenija Teokarus un Franče, Frančeskas Gambošs. Un pirmām kārtām balsts skaidros Aleks Mājers. Mājers kundzes atvainojos. Paldies priekšādātāji. Viens no pamatprincipiem šajos uh, SDG ir tas, ka viņi ir universāli un katrai valstī ir kaut kas jādara gan pašiem pie sevis, gan arī pasaulē, bet baidos, ka tas mums neizdodas. Es esmu paņēmusi līdz tādu kā iepirkumu sarakstu, kas man jāgdās. Nu, lūk, tāds ilgspēlējošais, tā teikt, piens un tunces kārbiņā. Nu, lūk, tās ir tās lietas, kas faktiski visvairāk vajadzīgas, piemēram, eh, glutenbrīvajā pārtikas bankā. Un, eh, un tur ir sagatavota un tik, tika veikts pētījums par to, kā samazināt badu pilnībā, un jāsaka, pat Lielbritānija šeit pilnībā nav spējusi nodrošināt labus rezultātus. Ir pilnīgi, sko, ir briesmīgi skatīties, ka ir bērni vēl Lielbritānijā, kas dzīvo ar nepietiekamu uzturu. Kur tad vēl par, pas, par nabadzību un badu pasaulē? Mēs jau gadiem runājam par ilgspējīgas attīstības mērķiem, bet beidzot ir pienācis laiks arī strādāt. Lielas paldies Maieras kundzei! Nākamā runātāja Džūlija Vorda noslēgumā ilgspējīgas attīstības mērķis ir saistības mainības, apņēm, apņemšanās mainīt mūsu pasauli tā, lai nākotnes paudas varētu dzīvot harmonijā un mierīgi vienlīdzīgākā pasaulē, bez nabadzības un respektējot apkārtējo vidi. Visi 17 mērķi identificē steidzamus jautājumus, kas ir jārisina visā pasaulē, un noliecu galvu Eiropas parlamentu priekšā, kas uzsver, ka šo mērķu leģitimitāte ir svarīga un tie uz, uzskatām par standartu mūsu tautsēmniecībās. Ekonomikas attīstības attīstībai iet roku rokā ar ilgspējīgu attīstību, un nevaram to mērīt tikai IKP skaitļos vien. It īpaši runājam par ceturto mērķi - izglītības kvalitāte. Tad man jānosoda tas, ko, kādu kaitējumu nodarījusi taupības mēri izglītības sistēmas kvalitātē. Tieši izglītība ir tas lielākais, labākais ieguldījums, ko valdība var veikt tautsaimniecībā, un tas ir sektors, ko tautības pasākums kāruši vissmagāk. Ilgspējīgas attīstības mērķi ietver arī plašākas eh, tautsaimniecības stratēģijas Eh, dalību valstī, bet Lielbritānijas izstāšanās no ES savukārt ļaus valdībai ignorēt pašreizējo ES ekonomikas politiku, kur tiek aicināts īstenot būtiskus ieguldījumus eh, sabiedriskajā valsts sektorā, tostarp par ieguldījumus izglītībā. Skumji. Paldies kolēģei Vortē, līdz ar to balsu skaidrojumi noslēgušies arī par šo ziņojumu un esam izsmēluši priekšpusdienas darba kārtību. Visiem vēlu labu apetīti pusdienās un sēdi pārtrauc līdz pulkstenes trījiem pēcpusdienā. dear president atsākam sēdi vakardienas sēdes protokols ir pieejams ja netiks saņemti iebildumi tiks uzskatīts par apstiprinātu. Nākamais darba kārtības punkts, jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - dzīvnieku labturības noteikumi akvakultūrā. Un jautājumu iesniedzis Flaks un citi deputāti. Tagad vārds eh, jautājuma autorei Evi Kunze divas minūtes. Grazie, prezidente, kolēģi. Eh, Paldies, priekšstādātāji, cienījamie eh, kolēģi. Eh, pēdējie zinātniskie eh, rezultāti rāda, ka eh, zīvis ir jutspējīgas būtnes un tām ir sensoriālās izjūtas un tām varbūt emocijas, bet tātad svarīgas ir ne tikai šīs kognitīvās spējas. Uh, Tā kā tās ir ļoti sarežģītas un arī tādas, nu, nezināmas, tāpēc zivis bieži vien ir varbūt pa zemu novērtētas un nav iekļautas labturības noteikumos kā citām dzīvnieku sugām. Zivis ir arī būtnes, kas ļoti daudz eh, tiek izmantotas atbilstoši zināmām aplēsēm. 112 uh, eh, miljārdi zivju tiek uh, nosvejots, tāpat arī miljoni tiek uh, audzēti uh, zivu audzētavās. Un uh, tāpēc ir varbūt grūti racionalizēt uh, šos ciparus. Katrā ziņā mums ir liela atbildība attiecībā uz zivīm, tāpat kā citiem dzīvniekiem. Eh, bet eh, zivju labturības normas ir ļoti zemas un zem tiem līmeņiem, kāda ir nepieciešama, lai ievērotu dzīvnieku labturības eh, starptautiskos un Eiropas standārtus. To atzīmē arī EFSA pārtiks nekaitīguma iestāde. Parādās dažādas izpausmes par to, ka šis aizsargātības līmenis nav pieņemams, un tāpat ir uh, arī uh, zivju uh, aizsargātība, to mm, nokaušanas eh, Eiropas komisija pēdējā laikā nav demonstrējusi savu spēju rīkoties, un šī situācija nav pieņemama. Mums ir nepieciešama zināta balstīta standarti, nepieciešami augsti Eiropas standarti, nepieciešami minimālie standarti, un ir jau dažas dalība valsts, un nepieciešama arī pašas nozars mm, Um, iniciatīva, bet uh, nu, tas pilnīgā mērā nav noticis. Un tāpēc mēs prasam, lai Eiropas komisija ieviestu vienotus uh, standartus dzīvnieku labturības noteikums arī akvakultūrā un lai attiecīgās normas uh, tiktu attiecīgi aktualizētas un attiecīgi arī ievērots. Paldies kolēģei Evi, un tagad komisijas vārdā uzstājas komisārs Mimica. You, Paldies, eh, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Eh, Zīves tik tiešām ir eh, justspējīgas būtnes, un tā tiešām ir, ka tās ir ļoti atšķirīgas no citām sugām, bet arī tās var ciest un izjust sāpes. Tāds ir mūsu izejas punkts šajās diskusijās. Es saprotu, ka pieaug satraukums par labturību, uh, audzētajām zivīm Eiropas Savienībā. Tā kā pēdējos gados palielinās pieprasījums pēc zivīm, fiš, zivju audzēšana ir palielinājusies dažām zivju sugām Eiropā. Ražošanas procesiem intensificējoties, pastāv iespējas, ka rodas atkal vairāk problēmu jautājumu saistībā ar dzīvnieku labturību. Uh, Bet jāņem vērā, ka arī sabiedrība vēlas, lai pārtika būtu ētiski ražota. Šajā kontekstā rodas jautājums, kāpēc komisija vēl joprojām nav ierosinājusi konkrēts likumdošanas aktus eh, par eh, audzētu zivju labturību. Pirmām kārtām gribu paskaidrot, kā Eiropas eh, Savienības dzīvnieku labturības likumdošana jau uh, aptver audzētās zīvis dažādās eh, ražošanas eh, stadijās, tātad audzējot, pārvadājot, arī nokaujot. Otrām kārtām gribu sniegt pārliecību, ka komisija audzētu zivju labturību uztver ļoti nopietni. Gribētu ieskicēt dažus soļus, ko esam eh, spēruši tīpaši pašreizējās komisijas mandāta ietvaros, lai veicinātu labturību akvakultūrā. Balstoties uz 12. gada Eiropas Savienības stratēģiju, dzīvnieku aizsardzībai un labklājībai komisija pasūtīja plašu pētījumu par zīvju labturību transportēšanas laikā un nokaušanas laikā. Pētījums tika publicēts 17. gada novembrī un tā rezultātā radies šīs dienas mutiskais jautājums. Pētījums secināja, ka analizētajās valstīs zivju transports atbilda starptautiskiem Eh, dzīvnieku aizsardzības organizācijas eh, standartiem. Kā jūs zinat, eh, dzīvnieku aizsardzības organizācija tā ir starptautiska organizācija, kas nosaka standartus dzīvnieku labturībai. Pētījums arī atzina, ka pastāv joprojām tālākas uzlabošanas iespējas, runājot par konkrētu zīvju sugu nokaušanu. 18. gada martā, balstoties uz šo pētījumu, komisija pieņēma ziņojumu par iespēju ieviest eh, zināmas eh, prasības eh, tātad zivju aizsardzībai nokaušanas laikā. 18. gada ziņojumā ir secināts, ka šobrīd nav atbilstīgi ierosināt specifiskas prasības attiecībā uz zivīm tieši attiecībā uz nokaušanas brīdi. Ziņojumā ir rakstīts, ka uh, audzētu zivju labturību varētu labāk nodrošināt ar brīvprātīgiem pasākumiem. Šāds secinājums ir panākts balstoties uz to, kā pēdējos gados nozare ir ieviesusi uzlabojumus šai sakarībā. Mēs virzamies pareizajā virzienā un īpaši gribētu uzsvērt vairākus svarīgus momentus, ko vajadzētu paturēt prātā, vedot sarunas par šo jautājumu. Pirmām kārtām Eiropas Savienības akvakultūra ir relatīvi jauna salīdzinot ar citām dzīvnieku ražošanas sistēmām. Tehnoloģijas, lai uzlabotu, audzētu zivju labklājību, tas viss vēl ir attīstības ceļā. Otrām kārtām, sektors ir ārkārtīgi dažāds. Galvenās audzētās sugas, eh, karpas, eh, lasis, eh, foreles un citi jau bioloģiski ļoti dažādas. Katrai sugai ir nepieciešami tādi konkrēti centieni pētniecības attīstības jomā. Un bez tam sektors ir ļoti atšķirīgs, ja runā par um, apmēriem, par geogrāfisku atrašanos vietu savienības dalībvalstīs. Un šādā kontekstā harmonizēta pieeja varētu būt sarežģītāka nekā tas sākotnēji šķiet. Ņemot vērā šos apsvērumus, es domāju, ka dalībvalstis varētu būt uh, tām būtu ērtāk varbūt eh, ieviest labu praksi. Bet eh, komisija tomēr strādā pie zīvi labturības jautājumiem un eh, došu jums dažus praktiskus piemērus, kā tas notiek. 2018. gadā zīvi labturības jautājums tika iekļauts divās sanāksmēs Eiropas Savienības, labklājības, Eiropas Savienības dzīvnieku labklājības platformā. Tur tika iesaistīts dažādas ieinteresētās mm, mm, puses Un 18. Eh, gada novembrī Eiropas revīzijas palāta publicēja speciālu ziņojumu par dzīvnieku labturību. Un viņi iesaka uh, īpašu stratēģijas novērtējumu, un vēlāk eh, šogad komisija nāks eh, klajā ar šīs stratēģijas novērtējumu. Varu sniegt jums pārliecību, ka audzēto zivju eh, jautājums noteikti būs iekļauts šajā novērtējumā, bet pagaidām komisija turpinās uzraudzīt situāciju un turpināsim veicināt dialogu starp dažādajām šajā jautājumā iesaistītajām pusēm. Mimicā. Paldies komisāram Mimicam. Tagad vārds kolēģim Pospišilam. Viena minūte. Děkuji pěkně, pane předsedo, pane komisaři. Paldies, priekšsādātāji. Eh, priekšsādātāji eh, kungs, es arī esmu parakstījis šo mutisko jautājumu par eh, akvakultūru un zivju aizsardzību. Nē, esmu pilnībā apmierināts ar atbildi. Šķiet, tā bija pārāk vispārīga jo reāli mēs redzam, ka mums nav likumdošana, eh, kas eh, attiektos uz eh, apiešanos ar zivīm, pieņemot, ka tās ir justspējīgas būtnes. Jā, mēs runājam par līdzīgām tēmām, teiksim, par dzīvu dzīvnieku transportēšanu. Varbūt, ka līdzīgs jautājums izskatīsim arī šī gada rudenī, kad runāsim par dzīvniekiem, kas tiek turēti un audzēti būros Eiropā. Uh, Diemžēl, ja mēs runājam par eh, dzīvnieku aizsardzību un zivju aizsardzību, tad abās šajās jomās eh, komisija nav darījusi pietiekami daudz. Tāpēc es ceru, ka nākošā komisija lielāku uzsvaru liks uz šo jautājumu, jo dzīvnieki ir just, just spējīgas būtnes un eh, dzīvnieku transportēšanas laikā mums ir jāpietās ar šiem dzīvniekiem cilvēcīgā veidā. Tā ka es ceru, ka nākošais piesiet mums sniegt detalizētāku atbildi. Paldies uh, Pospišila kungam. Tagad vārds Mamīkina kungam. Divar pusminūtes. Paldies priekšsēdētāja, uh, komisāra kungs, kolēģi. Cilvēku morāli var izvērtēt attiecībā uz tādā veidā, kā viņi attiec pret cilvēkiem. Un ir sarīktinoši, ka Eiropas Savienībā uh, joprojām nav mehānisms, lai nodrošinātu dzīvju, dzīvju labturību visās eh, dalību valstīs. Jā, mums ir eh, laba prakse, kas eh, varētu būt noderīga komisijai, lai identificētu uzlabojumus. Eiropa joprojām ir tā vieta, kur dažādas kompromitējošas akvakultūras prakses notiek eh, audzējot, transportējot, notiek eh, ģenētiskas modifikācijas, tiek eh, radīts stress un tāda apstākļa neatbilstoša nokaušana. Apstākļos, kad Eiropas Savienības patērētājiem ir tiesības saņemt garantijas, ka zīvis, kas nonāk uz viņu galdiem, ir augsta kvalitāte, ka tās atbilst augstiem kvalitātes standartiem, es ceru, ka komisija uh, izlīdzinās šos iztrukstošos eh, robas zināšanās par eh, zivju labturību, ka būs organizēts tikšanās ar iesaistītām pusēm, tiks izstrādāta ceļu karte. Eh, Metodas zivju audzēšanā ir 2005. un 2009. gada regulas, kuras vairs nespēja šobrīd nodrošināt augsta līmeņa zivju aizsardzību, un tāpēc ir nepieciešams prasīt, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu nodrošināts regulējums akvakultūrai. Protams, uh, Lai garantētu zivju labturību, tur nepieciešams risināt problēmas. Ir zināmas prakses, kas var nodrošināt, teiksim, pozitīvu ietekmu uz vienu sugu, var negatīvi ietekmēt citu sugu. Tāpēc mēs, cienījamie kolēģi, nevaram paredzēt, ka mēs uzlabosim akvakultūras sugām tikai ar tādiem preskriptīviem standartiem. Mums ir nepieciešami citi kritēriji maziem un lieliem audzētājiem, tātad atšķirīgi kritēriji. Piemēram, mazs ražotājs Eh, droši vien ir daudz uzmanīgāks attiecībā uz stresa radīšanu eh, zivīm. Un Uz cilvēku zivju patēriņš eh, ir tātad 27 kg uz cilvēku gadā, tas droši vien palielināsies, un pēdējās desmitgades laikā akvakultūra ir visātrāk augošais pārtiks ražošanas sektors pasaulē, un mums attiecīgi tas ir jāņem vērā. Paldies! Paldies uh, kolēģim Mikinam. Tagad vārds Jākom Čičkungam. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs arī Horvātija ir viena no tām valstīm, kur ir senas tradīcijas un uzkrāta pieredze zivju audzēšanā. Mēs jau gadu desmitiem darbojamies šai nozare. Uh, Horvātijā, it īpaši Istrijas reģionā, ir uh, zivju fermas uh, un uh, uzņēmumi arī uh, rūpējas par zivju labturību. Protams, nav šaubu par to, ka Eh, zivju akvakultūra eh, arvien eh, vairāk nodrošinās pieprasījumu pēc zivīm, pārtikā tiks lietots arvien mazāk savvaļas zivju, jo arī plasmas piesārņojuma dēļ zivju krājumi saruks un tādēļ mums jāizturas pret zivīm, kā pret justspējīgām būtnēm, atbilstoši mūsdienu prasībām, un tādēļ ir jāpieliek pūles, uh, un to arī prasa šis uh, jautājums gan. Uh, audzēšana, gan uh, transportēšana, gan uh, nokaušana jāveic atbilstoši uh, augstākajām prasībām, jāizveido vienota sistēma visā Eiropas Savienībā un arī jātiecina tā uz partnervalstīm, lai tiktu ievērotas visas prasības. Paldies! Tagad vārds Mecas kundzei. Es runāšu tagad franciski. Vislielākais izaicinājums šai jomā ir nevis zivis vai uh, cietsirdīgā praksē, jo alternatīvas pastāv. Galvenā problēma ir politiķi lēmumu pieņēmēji. Uh, jo ir jāpaskatās uz zivīm no cita skatu punkta, jāsaprot jautājumu sarežģītību. Tas tika ilgu laiku ignorēts. Zivis arī ir justspējīgas būtnes, tās sajūpa, sajūt sāpes, tās spēj sadarboties uh, uh zivju barā un šādas lielu zivju uh, skaita sadzīšana eh, ierobežotā ūdens tilpumā novad pie saslimšanām, tāpat eh, ir hormonu izmantošana eh, plaši izplatīta un ierobežotā tilpumā zivis viena otru savaino un pēc tam zivis izceļ no ūdens, tās nosmok, vēl dzīvām zivīm uzšķērž vēderus Eh, kad beidzot mēs sāksim izturēties cienīgāk pret zivīm. Un tādēļ aicinu komisiju nāk klajā ar jaunu likumdošanas akta priekšlikumu, lai risinātu eh, situāciju akvakultūrā. Un zīves tiešām ir brīnišķīgas būtnes, mums pret tām atbilstoši jāizturas. Paldies! Paldies! Mecas kundzei tagad vārds Eka kungam. Paldies priekšsēdētāji! Eh, kaut gan Eiropas Savienībā 1,7 miljārdi zivju tiek nokauti, akvakultūrā joprojām nepastāv nekādi standarti. Zivis tiek nokautas bez apdullināšanas. Un, uh, Eh, politiķiem šeit eh, parlamentā, komisijā un padomē valdā eh, attieksme pret zivīm, tās neatzīstot gandrīz vai par dzīvām būtnēm. Man, diemžēl, balstoties uz manu pieredzi, ir mazas cerības, ka varēsim sagaidīt tiešām atbilstošu regulējumu šai jomā. Komisija ir akla un kurla. Dažās dalību valstīs vismaz uz papīra ir paredzēta pats krimināla kodeksā nozieguma sastāvs par cietsirdīgu izturēšanos, uh, bet es aicinu beidzot komisijai saņemties drosmi un uh, piedāvāt vismaz minimālos labturības standārtus attiecībā uz zivīm. Paldies, tagad Evi kundzei vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu runāt uh, savas grupas uh, vārdā un. Uh, jāsaka, ka uh, 79% iedzīvotāji vēlas, lai zīves būtu labāk aizsargātas nekā tas ir šobrīd, un uh, lai būtu vismaz tāds pats uh, labturības līmenis nodriešināts kā citām dzīvnieku sumām. Uh, Eh, daudzi uzskata, ka eh, nokaušana sāpju ziņā noteikti ir tāds ārkārtīgi nu, sensitīvs eh, faktors. Un, Ir dati, kurus arī komisija nedrīkst uh, ignorēt, un ir citas lietas, ko nedrīkstam ignorēt. Uh, arī sabiedrības veselības aspekti attiecībā uz dzīvniekiem, kas tiek turēti neatbilstošos pārblīvētos apstākļos ar stresu un uh, arvien vairāk tādos apstākļos tiek izmantotas ķīmiskas vielas un antibiotikas, lai uh, varētu ārstēt slimības. Un trešām kārtām tas, uh, ka trūkst labturības standarti, tam ir arī ietekme uz vidi. Un te es runāju, piemēram, par āļu ziedēšanu, un tas reizēm rāda tādas pilnīgi mirušas zonas, tur, kur notiek šī zīve mākslīga audzēšana, un tam attiecīgi ir atkal ietekme uz ūdens, ūdens resursiem un bioloģisko dažādību. Tā tad Eiropas komisijai, manuprāt, ir jādara vairāk, un komisāra sniegtā atbilde šobrīd ir neapmierinoša, ir daudzas lietas, ko Eh, varētu darīt, varētu noteikt tomēr stingrākas normas un īstenot esošās, bet eh, ir eh, piemēri arī tātad šis pārtiks nekārtīgam iestādes atzinums par stresa līmeņiem ziviem un tā tālāk ir nepieciešams izmantot dažādus pētījumu rezultātus un uh, Tāpat jādomā arī par dzīvnieku koncentrāciju un jādomā, kā tas ietekmē zīvju labturību. Es varu tikai pateikt, ka mani rāda skumjas un uh, neapmierinātību tas, ka mēs neesam raduši politisku risinājumu. Paldies! Paldies, Evi kundzei. Tagad Elisen kungam vārds divā pusminūtes. Paldies par doto vārdu. Manas partijas iniciatīva 2010. gadā paredzēja dzīvnieku policijas izveidi, kas vērstos pret tiem, kas slikti apietas ar dzīvniekiem. Tādējādi mēs vēlējāmies izvairīties no nevajadzīgām ciešanām. Sankciju skaits ir pieaudzis kopš šīs policijas izveidas. Tāpat ir arī tālruņa numurs, kurā var ziņot par uh, pārkāpumu gadījumiem. Simtiem aģentūru ir aktīvas šajā jomā. Pieredze ir pozitīva, jo ziņošanas gadījumi ir palielinājušies un pārkāpēji ir apzināti. Un eh, tad nu, šī jautājuma autori piemin labās prakses eh, paraugus dalību valstīs. Un eh, šajā problemātikā Nīderlanda atrodas uz pareizā ceļa. Ir iespējami uzlabojumi, bet vismaz ir sākta rīcība. Un es eh, varu uzteikt komisiju par tās eh, pieju. Tajā pašā laikā Nīderlandes pieredze parāda arī to, ka visu nevar atrasināt Briselē vai Strasbūrā. Nīderlandes vēlētājs ir pieņēmis lēmumu, ka dzīvnieki, viņu labturība ir prioritāra. Un tad nu, es sveicu, jāsveic komisārs, kas, redz, pieņēmis lēmumu neko nedarīt, bet, protams, dalību valstis tas nekavē apmainīties ar labiem para, prakses piemēriem, un tad, nu, dalību valstis var pašas lemt un jāpaļaujas uz pašām valstīm un iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, tagad vārds Mirandas kundzei, pusotra minūte. Muito obrigada, presidente. No meu país. Paldies, priekšsādātāji. Manā valstī Zīvis ir kas vairāk par ēdienu, tas ir nacionāls simbols, tāpēc man šī tēma ir svarīga. Tas ir eh, būtisks jautājums un par to, kādu modeli mēs vēlamies, vai ilgspējīgas zivs saimniecības modeli vai ekstensīvas, intensīvas mm, zivju audzēšanas modeli. Es vēlētos iestāties par ekstensīvu zivju modeli, jo citos modeļos netiek ievēroti pietiekami labi apstākļi zivīm. Tiek izmantots antibiotikas, hormoni, zivīm tiek radīts stress, zivis tiek nozvejotas un ātri nokautas, lai radītu peļņu. Un eh, tas tikai, eh, tas arī viss. Eh, tātad ekstensīva zivsaimniecība nozīmētu um, iegūt uh, zivis mazākos apjomos un tad nu turpmāk Eiropas uh, zivsaimniecības un jūras fondam vajadzētu ņemt vērā arī zivju labturību, ņemt vērā eh, cita veida modeli, ekstensīvo zivsaimniecības modeli, nevis tādu, kas rada tikai stresu un šādus eh, mutiskos jautājumus kā šodien. Paldies, tagad Hāzenkamps kundz, vienu minūtu. Vissen hebben bewustzijn en gevoel. Paldies priekšstādātājiem. Zīvis ir justspējīgas būtnes, tās var sajust stresu un ciešanas, un ciešanas akvakultūrā ir klātesošas, īpaši intensīvajā akvakultūrā. Katru gadu 1,5 miljārdu zīvju tiek nokautas. Var vēl pievilst vairāk kā 3 eh, miljārdu zīvju mm, jūrās. Mensās reizēm vēl stundām paliek pie apziņas. Arī nēģiem tāds pats liktenis, tāpat arī citām sugām. 2014. gadā bija priekšlikums, kas tomēr netika pieņemts. Bija tālāk izstrādāts neliels ziņojums, jūs atzīsit, ka dzīvnieku labturība ir svarīgs solis, bet jūs nesasaistāt savus vārdus ar darbiem. Nav pietiekamu pasākumu, netiek pietiekami runāts par zivīm, un tad, nu, es domāju, ka šajos gadījumos vajadzētu atmest subvencijas akvakultūrai. Tagad vārds Kelī kungam. Tomēr grūti run. Es domāju, ka šī un kešā flē, agas mala da Manuprāt, šis jautājums ir vērts, lai to apspriestu, un kā kolēģis Flaks ir norādījis, tas ir ļoti būtisks jautājums. Labi, ka šis jautājums tika uzdots. Komisija runāja par pēdējo gadu laikā veiktos pētījumus. Es aicinu virzīties uz priekšu, un arī mans ir kolēģis ir devis savu svarīgo ieguldījumu šai jomā. Katru gadu pieaug pieprasījums pēc zivīm, zivju krājumi savvaļā sarūk, un eh, līdz ar to eh, attīstās akvakultūra. Šī ir eh, jauna nozare, un tādēļ zivju audzēšanā mums jāievieš visaugstākie standarti. Un kā komisija norādīja, mums tāpat ir arī jārūpējas par to, ka, lai arī zivju pārvadājumos un e, zivju nokaušanā e, samazinātu pēc iespējas e, dzīvnieku ciešanas. Paldies. Tagad Zambatska kungam vārds. Sardiešu un blagodarīju predsedatelju. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es vēlējos pateikties kolēģim, kurš uzdeva šo svarīgo jautājumu, un uh, mēs varam tagad uzklausīt atbildes. Plenārs sēdē mēs tagad diskutējam par zivju izjūtām un ciešanām, un mēs jautājam, kādēļ pilsoņi tik skeptiski noskaņoti klausoties šādās debatēs. Varbūt uh, būtu interesanti uzzināt, kādas ir zivju emocijas noteiktos laika brīžos, un tad vēlētāji jautā, kādēļ viņiem jāmaksā nodokļi, jāapmaksā šis parlaments, lai mēs diskutētu par zivju emocijām. Varbūt tas arī ir liederīgi, bet es tomēr gribētu vairāk runāt par pilsoņu tiesībām, cerībām, vēlmēm, par viņu labklājību labklājību, dzīves līmeni, un es domāju, ka mums būtu drīzāk jārunā par to, ne tik daudz par zivju emocijām. Paldies, Dzambatska kungs. Līdz ar to noslēdzam brīvā mikrofona procedūru un komisāram Imicam vēlreiz uh, iespēja izteikties uh, komisijas vārdā. Priekšsādātāji, godātie deputāti. Es ar lielu interesi klausījos šajā diskusijā. Esmu pateicīgs jums par uh, pausto viedokli. Jā, tiešām uh, akvakultūrā zivju labturība ir saistīta ar vairākām problēmām un izaicinājumiem. Tā jautājums, ko dalīt tā, uh, darīt tālāk. Pirmkārt, mums ir nepieciešami pētījumi, lai labāk izprastu dažādu zivju sugu vajadzības dažādos ražošanas posmos vai audzēšanas posmos. Tāpat jāņem vērā dažādās atšķirīgās zivju audzētavas. Ir gan lielas industriālas zivju audzētavas, gan nelielas zivju audzētavas. Tāpat jāsadarbojas ar nozars pārstājiem, nevalstiskām organizācijām, zinātniekiem, attīstot konstruktīvu dialogu. Mērķis ir rast ilgspējīgus saskaņotus risinājumus Eiropas Savienības akvakultūras akvakultūrai. Jādomā par vidi, par dzīvnieku veselību, par antibiotiku izmantošanu un dzīvnieku labturību. Es pilnībā piekrītu, ka dzīvnieku labturība ir jāintegrē ilgtermiņa uh, akvakultūras stratēģijai Eiropas Savienībā. Nākamgad būs uh, pieejami rezultāti par Eiropas Savienības dzīvnieku labturības stratēģijas izvērtējumu, un tad būs iespējams domāt par nākotnes stratēģijām un pasākumiem, tā skaitā attiecībā uz zivīm. Varu jums apliecināt, komisija joprojām būs uh, ieinteresēta ja nodrošināt dzīvnieku labturības un, tā skaitā, zivju labturības ievērošanā un sadarbosies ar ieinteresētām pusēm. Paldies komisāram Mimicam. Debats par šo punktu ir noslēgušās. Nākamais darba kārtības punkts jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības. Vispirms vārds jautājuma autorei. Chiengei. Uh, Grazie, prezidente. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Uh, šodien mēs sākam šīs debates par afrikāņu izcelsmes eiropējiešiem. Izmantošu šo so gadījumu, lai sniegtu savas pārdomas par to, kā notiek sociālā izslēgšana šiem cilvēkiem šajā runā es vēlos eh, ilustrēt eh, prezidentūrai un komisijas pārstāvjiem, kam uzdot šis jautājums, un tāpat arī klātesošiem kolēģiem un visiem pilsoņiem, eh, kāda ir šī jautājuma būtība un uz ko mums tālāk ir jāvērš mūsu turpmākais parlamenta darbs. Šajā ziņā priekšsēdētāja kungs. Es gribu uzsvērt to labo klimatu, kāds pastāv Libe komitejā, runājot par vienošanās panākšanu, par galīgo rezolūcijas eh, versiju, kuru eh, mēs eh, apstiprināsim nākošajā parlamenta sesijā. Pateicoties Klodam Arājuša efektīvam darbam, mēs visā visumā vienprātīgi izstrādājam šo rezolūciju un tur piedalījās arī Alde goja grupa, tāpat Zaļo grupa un Tautas partija. Protams, netrūk arī zināms pretrunas. Un eh, ir īpaša atzinība nepieciešama eh, afroamerikāņu izcelsmes uh, iedzīvotājiem. Ir jādomā par institūciju darbu, tāpat arī jādomā par mākslas darbu un vērtību nodošanu atpakaļ uh, tām valstīm, kuras tā, no kurām kolonizācijas laikā tie tika nolaupīti. Tāpat jādomā arī par arhīvu de, uh, atvēršanu. Un uh, Eiropas komisija varētu izveidot konkrētu struktūru, kas nodarbotos ar visiem šiem jautājumiem un uh, veicinātu afrikāņu izcelsmes uh, eiropiešu pilnīgu mm, pilsonību. Šie ir jautājumi, kas ir arī, kas no, ko mēs pārunājām, ko esam uzdo, uzdoši arī komisijai un esam samērā apmierināti ar to galīgo variantu, ko panācām bet eh, jārunā par to, cik svarīgs šis jautājums ir visumā, lai uh, saprastu dažus no galvenajiem eh, principiem, kas ir bijuši mūsu darba pamatā. Tātad godīga sociālā integrācija afroamerikāņu izcelsmes cilvēkiem, tā, manuprāt, ir viena lieta, ko vajadzētu skatīt caur viņu pamatiesību prizmu. Un to nepieciešams respektēt. Eh, šiem cilvēkiem ir jāpie, jādod tiesības uz viņu cilvēcisko cieņu, par to nav šaubu, un tas eh, tam jātiec uz visiem mūsu politisko debašu līmeņiem, un lieta ir tāda, ka Eiropā šodien pēc eh, gadsimtiem ilgas teoretizēšanas eh, par nacionālu identitāti joprojām ir skaidra diskriminācijas eh, piemēri, kas eh, grauj šādu cilvēku imidžu. Un tas pat ir pilnīgi neiedomājams mums visiem. Konkrēts pētniecības darbs, ko ir veikusi cilvēku tiesība aģentūra, parāda, ka Eiropas sabiedrībā uh, izpaužas eh, tādi rasismu gadījumi pret eh, cilvēkiem ar eh, tumšu ādas krāsu un izpaužās rasismas un ksenofobija attiecībā par šiem cilvēkiem un afro izcelsmes cilvēki bieži vien tiek nogrūsti sabiedrības nomalēs. Un šis fenomens ir tik plašs, ka neviena sabiedrības daļa no tā nav pasargāta. Mums ir jāliek uzsvars uz tādiem jautājumiem kā cilvēks uz mājām, iegūt darbu, uz izglītību un tāpat jādomā arī par uh, afro izcelsmes bērnu iekļaušanu skolās, lai viņi ne ir tādi žesti izdarīti un norādīts, ka viņiem vajadzētu mācīties atsevišķās klasēs. Runājot par lībe tādiem pretrunīgākiem jautājumiem, mēs runājām par vēsturiskajām saiknēm starp pašreizējām dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm un Āfrikas valstīm. Vēsturiski runājot, mēs bieži vien esam savās saiknēs redzējuši, uh, tādas eh, saiknes attiecības, kas ir tādas kā viduslaiku attiecības eh, un arī neokoloniālismu izpels, iz, izpausmas, kas pastāv arī šodien. Un to mēs redzam gan šajā parlamentā, gan sabiedrībā, tāpat arī migrācijas jautājums, kas izriet no globalizācijas eh, procesiem. Es domāju, ka šis jautājums par afro Eh, afrikāņu izcelsmes cilvēku pilsonība Eiropā, ka tas ir jāskata šajā kopējā jautājumu uh, lokā. Un uh, arī uh, mūsu vidū ir kolēģi, kuri joprojām ir tā kā šokēti dzirdēt, ka rasisms pastāv Eiropā. Viņi domā, ka tas tikai pastāv Amerikas Savienotajās valstīs. Un atbilstoši mūsu humanistiskajai kultūrai uh, Paldies, Kjēngas. Paldies, Kjēngas kundzei. Tagad eh, Dombrovska kungs, eh, komisārs Dombrovskis uzstāsies komisijas vārdā. Uh, uh, honorable... Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es vēlētos pateikties Libe komitejai par to, ka vērsāt uzmanību uz šo jautājumu. Komisija ir nobažījusies par lielo skaitu diskriminācijas gadījumu un naida uh, veicināšanas gadījumiem, kad tiek veikti pret afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, kā to nesen parādīja Eiropas cilvēktiesība aģentūras pētījums. Cīņa pret afrofobiju un tās novēršana, kā arī cita rasisma forma novēršana, ir dziļi iestrādāta komisijas politikās attiecībā ar cīņu pret rasismu, kas ir mūsu prioritāte. Eiropas Savienības rīcība ietver virkni pasākumu un instrumentu, to starp turpmāka uh, monitoringa īstenošanu attiecībā uz atbilstīgo tiesību aktu piemērošanu, kā arī attiecībā uz satvara lēmumu par cīņu pret uh, rasismu. Mēs esam eh, snieguši vadlīnijas eh, valstu iestādēm attiecībā uz to, kā īstenot tiesību aktus. Mēs akcentējām jautājumus par mm, šiem nāve, naida gadījumiem, naida gadījumu uh, noziegumiem. Nesen mēs publicējām arī jaunu vadlīniju dokumentu par praktisko piemērošanu ES pamatlēmumam par rasismu, kas kalpos par vērtīgu instrumentu, lai atbalstītu tiesu iestādes un citas atbildīgās iestādes, lai labāk iestrādātu praksē šos uh, iniciatīvas pret naidu. Uh, Eh, šī mm, eh, darbs saistās arī ar naida musināšanu tiešsaistē. Tas ir svarīgs ieguldījums, lai pavirzītos uz priekšu praksē. Visas šīs horizontālās iniciatīvas ir ļoti būtiskas, lai cīnītos pret afrofobiju un eh, rasismu, pret tumšādainiem cilvēkiem. Bet patiešām šie mm, gadījumi un to atzīšana kā specifiska rasisma forma ir ļoti svarīga. Eh, turpinot augsta eh, līmeņa darba grupas mm, dokumentu darbu ir ļoti būtiski. Un tad tā, to rezultātā pagājušā novembrī mēs publicējām politikas dokumentu, kas sniedz pārskatu par galvenajiem tematiem, ko izvirza ieinteresētās puses par specifiskām barjerām, šķēršļiem, ar kuriem jāsaskaras afrikāņu izcelsmes un tumšādaino no, eh, cilvēku pārstāvi. Tātad eh, šie pasākumi vērst uz to, lai cīnītos pret eh, diskrimināciju, izslēgšanu, mm, pret šiem kopienas pārstāvjiem. Mēs ceram, ka tas būs vērtīgs instruments ES un nacionālā līmenī, tāpat arī NVO un citām interesētajām pusēm. Ļoti gaidu šīs diskusijas un idejas no Eiropas parlamenta, eh, kas tiks atspoguļots arī turpmākajā darbā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies komisāram Dombrovskim. Vārds eh, kolēģim Farijam pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāra kungs. Cīņā mm, pret eh, šo problēmu. Nu, tiešām situācija ir pasliktinājusies attiecībā uz afrikāņu izcelsmes cilvēkiem. Uh, cilvēki sociāli tiek eh, diskriminēti nodarbinātības ziņā, arī politiskā ziņā viņi nav pietiekami pārstāvēti, arī šeit institūcijās viņi pietiekami nevar eh, dot savu ieguldījumu cīņā pret diskrimināciju. Bēdīgā aina paverās Eiropas Savienības valstīs, tos ar manā valstī, kur afrikāņu izcelsmes cilvēki ir eh, sociāli neaizsargātāki, tāpat ir dažādi arī rasisma gadījumi, vardarbības gadījumi no policijas puses, ar kuriem jāsaskaras afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, pret kuriem izturas kā pret imigrantiem. Bet eh, viņu tiesības tiek ierobežotas, ir arī institucionālais rasisms, un tas ir mūsu gadsimtam. Mums nepieciešams Eiropas līmeņās atvērts nacionālajām stratēģijām, Afrikas izcelsmes cilvēkiem, to starp viņu politisko tiesību pastiprināšanu, cīņu pret afrofobiju un naida mm, apkarošanu. Mēs nevaram pasīvi noraudzīties uz šāda veida diskrimināciju, kas balstās uz ādas krāsu, seksuālo orientāciju un tam līdzīgi. Eiropas Savienībai ir jābūt solidārai un vienlīdzīgu iespēju telpai. Uh, nedrīkst būt kāda diskriminācija nodarbinātības, veselības aprūpas un citu aprūpju jomām. Paldies. Eh, tagad vārds Kiengas kundzei. Divas minūtes. Gācie. Paldies. Eh, gribēju atgādināt, ka iestāžu uzdevums ir aizliegt rasismu. Un eh, šai sakarībā gribu runāt par, kon, par Eh, vainas eh, prezumciju. Un eh, tas ir tāds šausmīgs fakts un lieta, kas izplatās pandēmiskā veidā mūsu Eiropas Savienībā. Un tas rota viedu stereotipos. Šīs vainas prezumcijas dēļ daudzi afrikāņu izcelsmes cilvēki Eiropā jūtas izstumti un ka viņiem slikti apietas, un eh, jāsaka, ka bieži vien ir grūti pirmajā personā runāt tiem, kas eh, cieši no rasismas un eh, ksenofobijas, un par to ir grūti runāt pirmajā personā, jo bieži vien viņus vaino tādā viktimizācijā un simulēšanā. Un priekšsēdētāji ir jāsaprot, jāatzīst, ka Eiropā afrikāņu izcelsmes cilvēki bieži vien jūtas izstumti, vai arī uz viņiem tiek likts tāds īpašs uzsvars tikai tāpēc, ka viņiem ir citādas krāsa. Protams, var jau runāt arī par tādu kolektīvu ilūziju, kura tādā tomēr selektīvā veidā ir vērsta uz tumšas krāsas Eiropas iedzīvotājiem, un to dara arī tiesības sargājušies spēki. Un uh, ir redzēts, ka cilvēkam atsaka īres dzīvokli. Uh, Eh, bez eh, skaidrojuma. Un, eh, lai saprastu, kāda ir šī jautājuma būtība, bieži vien veicot policijas pārbaudas, Afrikāņu izcelsmes cilvēkam bieži vien, kaut gan viņam ir uh, oficiāla identitātes karta un uh, viņš ir pilsonis, viņam bieži vien uzdod šo jautājumu, kur jums ir uzturēšanās atļauja. Nu, lūk, šādas uh, epizodes. Nu, tāpēc es gribu pateikties uh, šim parlamentam par uh, avangardisku reglamentu, kurš mums ir, kas vēršas pret uh, verbālu rasismu. Tā ir uh, laba praksa, kur vajadzētu izplatīt visā Eiropā un pasaulē, lai aizsargātu visus uh, vīriešus un sievietes sievietes pasaulē. Paldies! Paldies, uh, Kienges kundzei. Tagad vārds Jureka kungam. Priekš, paldies. Šodien ideoloģijas, kas valda Eiropas Savienībā, ir uh, tādas, kur ir kultūras brīvība, kas atšķirās no klasiskās brīvības, kur ir jauns diskriminācijas jēdziens, kas uh, parādās. Tātad šī brīvā attieksme arī parādās attiecībā uz visām diskriminētajām grupām. Tātad notiek aktīva diskriminēto meklēšana. Un tad nu rodas tādas sociālas spriedzes situācijas. Mums nevajadzētu iet pa šo ceļu, jo noteiktu bargu Eh, noteikumu izveide nav raksturīga tādām sabiedrībām, kas ir veselīgas un labās stāvoklī. Galvenokārt vajadzētu īstenot eh, tiesības, likumus, kas būtu robusti un kas gluži vienkārši tiktu reāli piemēroti un kas atspoguļot, protams, mūsu kristīgos principus, bet es saku nē tādai kultūrai, kas rada sociālos konfliktus. Paldies Jurek kungam, tagad vārds Jakovčič kungam. Jā, paldies priekšstādātāji vēlreiz uzstāšos. Mēs visi zinām, ka dzīvojam laikos, kad populisms uh, plešas plašumā, tāpat arī naids Uh, un nepatiesības uh, stāstīšana būtībā ir jau parasta parādība. Arī nacionālisms nostiprinās. Situācija ir tāda, ka homofobija kļūst redzama, afrofobi, afrofobija kļūst redzama. Un šajā laikā Eiropas parlamenta prezidents tieši šajā laikā uh, uh, runā par uh, Musolīni uh, periodu un uh, mēģina attaisnot tā laika politiku, rasismu, kas toreiz valdīja. Jautājums, kādu sabiedrību mēs šobrīd veidojam? Vai tad, tādu, kurā cilvēki viens otru ienīst etniskās izcelsmes un ādas krāsas dēļ? Uh, Un uh, Kjēngas kundzes uh, uzdotais jautājums ir ļoti uh, labs. Es gribētu būt naivs un ticēt tomēr, ka mūsu planētai tomēr ir cerība. Un eh, par to es arī cīnījos savulaik lai iekļūtu Eiropas parlamentā, es cīnījos par uh, mūsu kopīgām vērtībām, iecietību un kopīgo kultūru. Paldies! Tagad vārds Veržjā kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmo reizi mēs šajā plenāšu sēžu zālē diskutējam par afro ksenofobiju. Uh, uh, cilvēki tiek ienīsti viņu ādas krāsas dēļ, tie ir imigranti, imigrantu pēcteči, eiropieši, kas šeit dzīvo jau vairākas paudzes. Tas ir īpašs rasisms, kas vērsts pret melnas ādas krāsas cilvēkiem mēs atsakāmies analizēt mūsu vēsturi, attiecības ar Āfriku, koloniālismu, neokoloniālismu, verdzību un arī attieksmi pret subsahāras Āfrikas imigrantiem. Mums ir jāatzīst, ka ir pastrādāti noziegumi pret cilvēci. Ir jānovērš tas, ka rasisms izplešas, tā skaitā eh, skarot arī mūsu iestādes. Ir jāīsteno uh, vispārējās uh, cilvēku tiesības deklarācijas pirmais pāns, un, uh, kā teica mēs zārs, uh, mēs esam melni, un arī ar mums ir jārēķinās. Paldies! Postpišela kungām vārds. Paldies, eh, priekšsādātāji! Es eh, arī pievienojos eh, šim eh, mutiskajam jautājumam komisijai. Kā jau mani kolēģi teica, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums cīņa pret ksenofobiju un rasismu, Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzība, afrikāņu izcelsmes cilvēku aizsardzība, kuri bieži vien ir pakļauti diskriminācijai. Tā ir ārkārtīgi svarīga tēma, kas būtu pelnījusi vēl vienas citas debatas un ne ceturtdienas vakarā. Uh, Bet eh, tas būs darbs nākošam parlamentam, nākošai komisijai pievērst vairāk uzmanību šīm lietām. Es saprotu, ka šī komisija, eh, kaut gan eh, komisārs jau norādīja, zināms, darbs ir veikts, bet šī komisija īpaši vairāk nepagos neko izdarīt, bet nākošai komisijai jābūt stingrākai attiecībā uz rasismu, ksenofobiju un šāda veida noziegumiem. Un uh, jāmēģina darīt tā, lai būtu mazāk šādi viegli ievainojami cilvēki mūsu sabiedrībās. Ir nepieciešams atzīt to, ka Eiropas Savienībā, Eiropas sabiedrībā pastāv tomēr rasisms un uh, bieži vien uh, mūsu līdzpilsoņi, afrikāņu izcelsmes pilsoņi tiek pakļauti diskriminācijai, un tas ir jāsaprot un jāpievērš uzmanība gan institucionāli, gan finansiāli. Tas ir uh, arī jautājums attiecībā uz Eiropas Savienības budžeta politiku turpmākajiem gadiem. Paldies Pospišel kungam, tagad vārds Čambatska kungam. Paldies priekšsādātāji. Cienījamie kolēģi. Šis tik tiešām ir interesants jautājums. Āfrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesības Eiropā. Pilnīgi noteikti svarīgs jautājums, viens no daudzajiem, kas ir jāpārunā tomēr. Es eh, pārstāvu Bulgārijas eh, tautu pilsoņus šeit Eiropas parlamentā un gribu teikt, ka eh, Bulgārijas iedzīvotāju tiesības ir eh, vienlīdz svarīgas. 500 eh, tūkstoši bulgāru ir, eh, nāksies, viņiem nāksies migrēt, ja mēs pieņemsim Makrona nospraustu kursu. Es, protams, respektēju to, ka katrs var dzīvot brīvā sabiedrībā, katrs var aizstāvēt savu viedoklī, bet domāju, ka afrikāņu izcelsmes cilvēku problēma jautājumiem ir jābūt Āfrikas kontinenta jautājumiem. Mums ir jārūpējas par pašiem, par saviem pilsoņiem. Paldies, Džambaska kungs. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Vārds Kelī kungam. Paldies, priekšsādātāji. Šī ir ļoti svarīga tēma, un man ir prieks, ka mēs par to šodien runājam. Eh, cilvēki kļūst arvien izsmalcinātāki eh, un tāpat laikā kļūst arī tolerantāki. Vai tas tā ir? Nu, labs jautājums. Eh, diezgan daudz pierādījumu rāda, ka tomēr tas tā nav. Un tomēr ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas parlaments apzinātos šos jautājumus un censtos nodrošināt godīgumu Eiropas Savienībā visiem un it īpaši afrikāņu izcelsmes cilvēkiem. Viņiem jādod tādas pašas iespējas dabūt darbu, viņi nedrīkst būt pakļauti naida, runai, naida noziegumiem, un tas ir jātiecina uz visām dzīves jomām. Pēdējā laikā es redzēju tīpaši sportā, kur arī afrikāņu izcelsmes cilvēki un citi saņem uzbrukums, pārmetums viņu rases piedarības dēļ. Uh, Un šeit institūcijām ir jāspēlē vadošā loma, jo eh, mums ir jānodrošina vienlīdzība visiem sievietēm, vīriešiem, afrikāņu vai neafrikāņu izcelsmes, un tam ir jābūt galvenajam nākošā parlamenta sasaukuma darbā. Paldies! Paldies! Vārds Vortskundzei. Unfortunately, eh, Diemžēl rasisms joprojām ir realitāte Eiropā ar ļoti plaši izplatītu diskrimi diskrimināciju pret afrikāņu izcelsmes cilvēkiem. Eh, Melnas eh, sievietes un LGBTI cilvēki, viņi saskars ar ļoti smagu situāciju, jo viņi ir diskriminācijas krustceļos, balstot, bal, kas balstās uz dzimumu un rasi. Piekļuva darbam, izglītībai un citas iespējas ir daudz grūtākas afrikāņu izcelsmes eh, cilvēkiem. Tas eh, kļūst vēl ļaunāk, kad, piemēram, eh, mēs runājam par citas rases trans sievietēm. Rasisms Eiropā ir balstījies gadsimtos ilgā kolonizācijā un rietumu valstu piekoptajā agresīvajā politikā. Mums ir jā jāpārstāj šīs eh, vēsturiskās tendences, jo tās joprojām tiek izspēlēts arī šodien, ko mēs redzam šajās debatēs. Bet eh, tā kā tuvojas rasu diskriminācijas izskaušanas eh, diena, es zinu, ka simtiem tūkstošiem aktīvisti izies ielās un prasīs, lai pasauli būtu brīva no rasisma. Ir laiks beigt ignorēt ikdienas realitāte afrikāņu izcelsmes cilvēkiem Eiropā. Un Džambarska kungam ir jāsaprot, ka mēs visi, mums visiem ir tas pats DNS. Paldies Vārdas kundzei. Un noslēgumā brīvā mikrofona procedūra Sošņērts kungam vārds. Ja przyszedłem na tę debatę z ciekawości, wsłuchać się o co wam tutaj chodzi. Es uh, atnācu paklausīties šajās debatēs man uh, e, ziņkārības dēļ, bet es tā arī nesapratu, par ko ir runa. Visi runātāji izņemot divus Uh, izteica tādus vispārēju rakstura apgalvojumus. Nu, no kurienes jūs šādu informāciju esat uh, ņēmuši par to, ka šīs problēmas samilst, ka rasisms un homofobija ar vien plešas plašuma? Uh, Patiesībā šeit ir tieši pretēja situācija, tiek uh, slavinātas dažādas perversijas šajā parlamentā. Nu, pēc kādiem, uh, uz kādiem faktiem jūs balstāt ierasties un kādēļ jūs tērējat mūsu laiku ar diskusijām par šādām marģinālām problēmām. Būtībā jūs droši vien cenšaties vienkārši palielināt savu politisko kapitālu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Paldies! Sošņērts kungs, vai jūs piekrītat atbildēt uz Kengas kundzes uzdoto jautājumu? Gācie, un adomā. Paldies. Eh, viens ļoti īsts jautājums. Es gribētu, lai kolēģis pazaka, ka afro izcelsmes eh, cilvēki nepiedara Eiropai, ka viņš viņus neatzīst. Un, ja viņš to apgalvos, tad viņam nav tiesība piedalīties šajās debatēs. Vēlos dzirdēt atbildi. No, oczywiście, że stanowią i mają prawo brać udział. Protams, viņi piedara šai Eiropas sabiedrībai. Viņiem ir tiesības piedalīties debatēs, bet runāt par uh, nozīmīgiem, būtiskiem tematiem. Paldies! ties vēl viens zilās kartītes jautājums, jā, Sošņērts kungs piekrīt atbildēt, lūdzu. Tas nav zilās kartītes jautājums, tas ir reglament, atsauce uz reglamentu. Uh, Uh, kolēģis, kurš runāja, uh, pielīdzināja rasismu uh, un homofobijas nosodījumu perversijai. Tas ir pretrunā ar reglamentu, ja es uh, negaidu atbildes, vienkārši gribēju atgādināt par reglamenta noteikumiem. Also, Herr Sošņērca kungs, tātad tas nebija zilās kartītes jautājums. Es pieņēmu šo uh, sūdzību zināšanai, un to mēs izvērtēsim. Un noslēgumā vārds Dombrovska kungam. Priekšsādātāji, godātie deputāti, paldies par jūsu teikto komisija to ņems vērā savās diskusijās. Es vēlētos vēlreiz atkārtot, ka komisija ir apņēmības pilna pastiprināt un labāk izmantot jau pastāvošos instrumentus un pasākumus cīņā pret diskrimināciju, rasismu un uh, netoleranci pret Āfrikas izcelsmes cilvēkiem. Paldies! Paldies, komisār Dombrovski. Līdz ar to debates ir noslēgtas un balsojums notiks nākamajā plenāra sesijā. Šīs sēdes protokols parlamentam tiks eh, iesniegts nākamās eh, sesijas sākumā. Eh, šajā sesijā pieņemtie lēmumu rezolūcijas no, tiks nosūtīti atbildīgajām personām, un es vēlos pateikties visiem darbiniekiem, tā skaitā tulkiem, un vēlu visiem jauku nedēļas nogali. Šī sēde ir slēgta.